So, dear colleague. Nu ko, dargie kolēģi, dāmas un kungi. Ir jau divas minūtes pāri pus trījiem, un mums tā kā būtu pēdējais laiks sākt. Pirmā publiskā uzklausīšana, kas veltīta Brexitam un uh, tirzniecības attiecībām starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju nākotnē. Un kā alaž, eh, arī šī saruna eh, notiek īstajā brīdī, jo burtiski pirms divām dienām tika panākt principiāli vienošanās par eh, pārējais periodu Lielbritānijas izstāšanās procesā, par ko vienojās sarunu pārstāvji. Un tas e, dod tādu skaidru priekšstatu par, par to, kā nu viss tagad tālāk notiks, ka lūk, būs šis pārējais periods līdz, e, līdz um, pilnīgai, tā teikt, uh, Britu aiziešanai un tad jau pēc tam uh, pamazām iegūstā, iegūstam tādu, tādu priekšstatu par to, kā varētu izskatīties un kā vajadzētu izskatīties mūsu tirzniecības attiecībām tātad starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju. Man ir paties gods uh, būt uh, priekšstādētājiem šajā uzklausīšanā. Mūsu rīcībā ir gana laika E, salīdzinot e, it īpaši ar, ar, ar citām līdzīgām uzklausīšanām līdz pulkstens pieciem, bet tas nenozīmē, ka visi tagad nu tik ņems un, un, un, un, un runās gari un plaši un klāstīs visu, kas uz sirds. Mm, e, nē, šī būs ļoti tāda organizēta diskusija, divi, divi paneļi mums būs. Pirmām kārtām spriedīsim par Britu izstāšanās sakām un ietekmi Ja raudzīsimies uz to, kāda būs šī situācija, kur būs kaut kādi mm, problēma punkti, un otrām kārtām um, īpaši pievērsīsimies tieši šim uh, pārējais periodam, kādam mm, tam nāktos izskatīties. Tādas ir pirmā paneļa tēmas, otrā, otrais panelis vairāk pievērsīsies um, mūsu attiecībām nākotnē un it īpaši uh, Eh, iespējamām eh, muitas, eh, muitas lietām. Mums ir pievienojušies arī eksperti. Sāksim ar pirmo paneli, kas runās par Brexit ietekme uz Eiropas Savienību un apvienoto karalisti. Došu vārdu Barbarai Barsmai. Viņa ir ekonomikas zinātņu profesore Amsterdamas universitātē un Viņa dalīsies savos ieskatos par to, kāda, kāda tad būs Brexita ietekme. Paldies priekšsādātāji, cienījamie komitejas locekļi, dāmas un kungi man uh, ir patiesa prieks, uh, ka varu, varēju atsaukties uz jūsu uzaicinājumu būt Eiropas demokrātijas sirdī un runāt par Brexita ietekmi. Esmu ne tikai ekonomikas profesori, esmu arī Eh, zināšanu procesa vadības eh, daļas direktore Rabobankā, tā kā mm, nevēlos to slept, eh, lai jūs saprastu, no kurienes nāk un rodas mani apsvērumi. Esam veikuši plašu analīzi un pirmām un galvenām kārtām jāteic, ka esmu ļoti pesimistiski noskaņota vērtējot Brexita ietekmi uh, Uh, uz tautsaimniecību Eiropas Savienībā, Nīderlandē un jo īpaši apvienotajā karalistē. Jo maigāks, mīkstāks un tāds tāds uh, mazjaudīgāks būs šis Brexits, jo labāk mums visiem. Balsojums šajā referendumā un, un, un, un, un, un sarunas jau ir smagi skārušas Britu tautsaimniecību. Ikgadējā izaugsme ir samazinājusies līdz 1,7% pagājušajā gadā. Tas ir zemākais rādītājs kopš 12. gada un paredzam, ka IKP izaugsme uh, grozīsies ap 1,4% 18. gadā un 1,1% 19. gadā. Taču lielais jautājums neapšaubām ir, kādas būs uh, ilglaicīgās uh, negatīvās sekas un ietekme šim Brexitam ne tikai uz apvienoto karalisti, bet arī uz Eiropas Savienību pēc tam, kad Briti jau būs patiešām izstājušies. Nu, te ir vairāk tādi vektori, par kuriem varam runāt, Um, nu, pirmais ir tirzniecība, tirzniecības attiecības. Eiropas Savienība ir Lielbritānijas uh, numur viens tirzniecības partners un atjaunojot tarifas un beztarifu barjeras uh, precēm, pakalpojumiem, uh, muitu, muitas pārbaudas tiks radītas ievērojamas izmaksas naudas un, un citādā izteiksmē Britu uzņēmējiem, Eiropas uzņēmējiem un tas. Uh, Uh, novedīs arī pie tā, ka uh, kritīsies un, un ies uz leju iedzīvotāju pirktspēja, uh, brīvo līdzekļu apjoms un uh, mm, Briti iepērk daudz šos starp produktus, uh, kas tagad kļūs uh, dārgāki Britu uh, ražotājiem, Britu uzņēmējiem. Uh, Uh, kas novedīs pie augstākām eksporta izmaksām, uh, konkurētspējas krišanās un uh, tirgus daļas krišanās globālajā tirgū. Briti tāpat arī zaudēs savu šo te unikālo pozīciju kā vārti uz, uz Eiropu. Uh, Um, tas ir tas otrs vektors, uh, pa kuru nāk šis trieciens uh, um, Lielbritānijas tautsēmniecībai. Būs mazāk tieši ārvalstu ieguldījumi, uh, darba ražīgums kritīsies, pieejamā kapitāla apjoms kritīsies, darba ražīgums tātad cietīs dažādās izpratnēs. Pirmkārtām mazāk investīciju, mazāk kapitāla investīciju, mazāk zināšanu pieplūdes no ārvalstīm. Ā Uh, sarūkošas, uh, sarūkoša iekšējā izpētes izstrādes kapacitāte mm, un arī tas, ka tautsaimniecība pēc Brexita būs uh, tāda noslēgtāka, nozīmēs, ka zināšanu pieplūde no, no, no, no ārpuses kritīsies, būs mazāk stimula un, un, un, un pamudinājumu celt konkurētspēju. spēju Mm, ra radīt uh, novatoriskus risinājumus. Tātad rezumēju augstākas tirdzniecības barjeras, uh, īstermiņa bezdarba pieaugums īstermiņā, zemākas tiešās ārvalstu investīcijas, uh, zemāks darba ražīgums. Tā dažiem slaidiem pārlēkšu. Ā, nemaz, nemaz īsti nedarbojas. Lūdzu, trešo slaidu uztiniet. Un, kā jau teicu, tieši šī te zemākais darba ražīgums ir, ir tas apsvērums, kas, eh, uz kura pamatā mēs eh, atļaujamies apgalvot, ka sekas būs daudz sliktākas un negatīvākas nekā uh, modelē varbūt citi institūti un, un pētniecības struktūras. Un kāpēc? Un šeit ir divi iemesli jāmin. Pirmkārt, tas, ka mūsu aplēšu pamatā ir kas cits salīdzinot ar, ar citiem. Mēs esam izstrādājuši apvienotāju karalistē tādu unikālu darba ražīgumu modelēšanas mehānismu, kas ļauj konkrēti spriest pār Brexita ietekmi uz, uz, uz Britu tautsainiecības ražīgumu. Otram kārtām, kāpēc mēs esam tik pesimistiski noskaņoti vērtējot Brexit ietekmi? Mēs izmantojam uh, tādu advancētu tarifu un, un nodevu uh, model, modelēšanas mehānismu, uh, kas atklāja daudz drūmāku ainu, būs tātad spiediens uz, uz augšup, augšupvērsts spiediens uz cenām, izmaksām um, un konkurētspējas zaudējums. Nu, lūk, tā. Un mēs esam uzmodelējuši trīs scenārijus, salīdzinot eh, tos ar uh, palikšanas uh, scenāriju, remain. Nu, lūk, kāda ir mūsu scenārija? Cietais, smagais Brexits, uh, visi, mm, eh, visi šķirās drūmiem, ģīmiem un, un vairs viens ar otru nerunā. Eh, tas ir tas smagais scenārijs. Šeit mēs eh, pieņemam, ka apvienotā karaliste tād pārkopēs Eiropas Savienības attiecību šablonu ar Pasaules tirtniecības organizāciju. Otrs scenārijs, tāds mīkstais, vājais Brexits, laiku, kas paredz, ka Briti paliek muitas savienībā un eh, galvas sāp sagādā tikai netarifu barjeras. Uh, Mm, tas būtu tas tā dēvētais Norvēģijas modelis, un tad pa vidu ir tāds vidējais scenārijs, proti tiek panākta divpusēja uh, vienošanās par brīvo tirzniecību, līdzīgi kāda šobrīd ir Eiropas Savienībai ar Šveici, arī ar, ar Kanādu, principā tas pats uh, tarifi un nodevas uh, produktiem tad saglabātos nulles līmenī, bet uh, paliktu augstas bez netarifu barjeras, un pakalpojumu aprite būs, būs um, smagi ierobežota un apgrūtināta un uh, brīmeini, tā tad palikšana Eiropas Savienībā uh, kā tāds uh, references scenārijs ļauj mums spriest par, par, par izmaksām. Tas nav mūsu pamats scenārijs, jo gan jau pie tā, pie tā vēl atgriezīšos. Nu, tas ir tāds hipotētisks modelis, kas ļauj saprast, uzlūkot to mm, Brexita ietekmi. Un atgādināšu, ka šis pētījums, šie aprēķini tika izdarīti oktobrī, novembrī. Uh, Eh, kad vēl nebija lēmumu par šo te pārējais periodu, tad īsti vispār nebija nejausmas, eh, vai tāds būs, vai vispār būs, būs kaut kāda runāšana par kaut ko tam līdzīgu. Un, nu, redzēt, eh, taisot šādu, šādu scenāriju, šādu, šādu modelēšanu, ir daudz nezināmo, daudz pieņēmumu, un lūk arī mūsu pieņēmumi Eh, nu, tā tad smagais Brexits. Eh, tirzniecības izmaksas eh, pieaugs vidēji par 11%, tātad Brexita izmaksas absolūtās summās 11 miljārdi mm, imigrācija ievērojama uzņēmuma nodokļu likme samazinās par 6,5% punktiem un Tādi, tādi lūk ir tie izaisa parametri, ar kuriem izvēlējāmies raksturot uh, smagā Brexita uh, uh, scenāriju. Ah, nu, te pogas neklausa. Tā, šam, šim slaidam pārliekšu pāri. Uh, tā tad kāda būtu uh, ietekme uz Britu tautsājniecību? Kā jau teicu, šo pētījumu veicām oktobrī, novembrī, kad mm, neviens vēl nezināja, vai vispār tiks sākt sarunas par šādu pārejas periodu. Un uh, tad izskatījās tā, ka visos scenārijos, visos izstāšanās scenārijos uh, Lielbritāniju gaida divus, vismaz divus gadus ilgs uh, kritums. Tieši IKP kategorijā šis kritums būtu jūtams vis, visizteiktāk. Un Visbūtiskākais ir tas, ka Britu ilgtermiņa izaugsmas potenciāls ciestu no 2,1% gadījumā, ja Briti paliktu Eiropas Savienībā līdz 1,3% smagā Brexita gadījumā. Un šeit arī tad uh, mīkstais Brexits un brīvās tirniecības nolīgums šeit ir mūsu scenārija. Uh, Tātad mazāks, mazāka kapitāla pieejamība, nodarbinātības, nodarbinātības parametri un citi. Kā, kāda būtu ietekme uz Eiropas Savienību? Tātad apmēram 2%, 2 no IKP 2024. gadā. Un šeit mēs par pamatu ņēmām bāzes līnijas Eiropas Savienības IKP izaugsmas prognozes, kādas nu, tās bija pagājušā gada nogalē, tās ir mainījušās tagad, bet atšķirības starp bāzes līniju un, un šī brīža skaitļiem ir minimālas. Un citiem vārdiem tas nozīmē, ka Britu izstāšanās ietekme, lai par kuru no trīs scenārijiem būtu runa, atstāja minimālu ietekmi uz Eiropas Savienību. Kaut arī ir, protams, atšķirība. Eiropas Savienībai tā tad lielos vilcienos Britu izstāšanās nekādu lielu uh, skādi nerada. Drīzāk ir jārunā par atsevišķām, val, uh, atsevišķām uh, valstīm, kam, kam ir īpaša uh, sadarbība ar Lielbritāniju, piemēram, Nīderlandē, kam, kam Lielbritānija ir, ir, ir ievērojams tirzniecības partners. Um, un mums ļoti rūp uh, tātad uh, Britu izstāšanās nianses. Un tas scenārijs, kurš šobrīd izskatās viss vis, uh, iespējamākais, ko mēs ņemam šeit par bāzes scenāriju, ir uh, tātad divu gadu pārējais periods, par kuru tad tika panākt vienošanās pirms divām dienām, un pēc tam uh, jauns brīvās tirdzniecības nolīgums. Joprojām uh, ir, ir, ir ļoti miglains priekšstats par to, kā šis nolīgums varētu izskatīties. Uh, Uh, Britu uzņēmumiem. Tā jau būs nodarīts ievērojams kaitējums, bet ja salīdzinām uh, esošos uh, tirsniecības nolīgumus, piemēram, to, kas nesen tika noslēgts ar Kanādu, tad varam redzēt, ka tarifi gandrīz visiem produktiem ir tuvi nullei. Un to ņemot par pamatu, paredzam, ka līdzīgi tas būs arī Britu gadījumā Eh, tas varētu būt tāds tā kā mm, Kanādas plus eh, variants pēc, eh, pēc būtības, kas šobrīd izskatās visiespējamākais. Šī brīža bāzes līnija līdz ar to paredz, kā redzat šai slaidā, ka Britī kā pa izaugsme atgriezīsies uz augšupējošas takas ap 20. gadu, un, un, un tad, tad, turp, tad turpinās iet uz augšu. Tā, pāris slaidiem varam pārlaikt Domāju, ka vienmēr ir, ir labi, ja varam operēt ar faktiem, un daži no tiem ir nepatīkami, e, ļoti tādi nejauki, un, un to esmu konstatējusi arī iepriekšējās līdzīgās e, uzklausīšanās, bet e, patiesība ir patiesība, tā ir nepielūdzama, un es ceru, ka kā kontinentāla Eiropieši tā Briti ņems vērā šos visus pētījumus, šos, šos drūmos, pesimistiskos, negatīvos scenārijus, Tas ir, to ir svarīgi mums visiem, eh, kā Eiropiešiem, kontinentā, tā Britiem, apzināties pirms pieņemam kādus pārsteidzīgus lēmumus. Paldies! Paldies! Došu vārdu Kirstijai Jūdžai, uh, eh, Skotijas uh, um, un Eiropas attiecību centra pārstāvē, kura mums, es tā pieļauju, ieskicēs tad nedaudz pozitīvāku skatījumu Paldies, um, sveicināti. Tagad um, tehnika šeit darbojas. Paldies, ka uzaicināt mani. Jūs uzrunāt šodien. Un esmu droši, ka spēšu ievies šeit vairāk optimismu, bet katrā ziņā nāku no visa eiro optimistiskāk noskaņotās Lielbritānijas daļas, kur uh, 62 procenti sākotnēji balsoja par pārkšanu Eiropas saimnībā, tagad pēc pēdējiem datiem šis uh, īpatsvars ir 67 procenti. Tā kā savā ziņā joprojām mēs eh, nedrīkstam izslēgt šādu iespēju un, un eh, cerēt, ka varbūt Brexit tomēr nematerializēsies. Iesākumā vēlos paust dažus komentārus par eh, politiku. Jo, nu, Brexit pamatā taču tomēr ir politiska apsvērama, ir skaidrs, ka ekonomiskā ietekme jebkurā gadījumā būs negatīva. Tā kā, jā, valsts iet ekonomisku zaudējumu virzienā, tad, protams, ir jābūt kādiem politiskiem apsvērumiem, bet vienlaikus pastāv arī liels neskaidrības un nestabilitāte Britu politikā. Mums savā ziņā to varētu saukt par konstitucionālu krīzi, kas ietekmēs arī to, kādā virzienā ies tirdzniecības sarunas un kāds būs mūsu sarunas nākotnē pēc, uh, pēc mēneša, pēc trījiem vai kā. Nu, tad daži komentāri par uh, politiskām aktualitātēm. Uh, un um, iespējām politiskajām sākām, kā es tā saskatu, un tad būs daži secinājumi no mans puses arī. Tereza Mēja paziņojusi, ka Britu valdība vēlas uh, to, ko tā sauc par padziļinātām um, attiecībām Eiropas Savienību, kas būtu pamatīgāks un padziļinātāks nekā jebkurš pastāvušies privās tirsniecības uh, nolīgums jebkur pasaulē. Bet, kā es sacīju, Britu valdības apsvērumi balstās uz politiskiem apsvērumiem un sarkanajām līnijām, un tieši no turienes arī izriet uh, šīs zināmās neskaitības, ko es aprakstu. Un nu, nu pirmkārt, kā jūs ziniet, pirmkārt eh, nu jārod risinājums tādam jautājumam, kā, nu, kas tad notiks ar īrijas robežu, kā nodrošināt, ka šī robeža paliek eh, atvērta. Lielbritānijas izaicinājums ir tāds, ka, ehm, lūk, eh, īrija ir daļa no muitas savienības un kopējās brīvās preču aprits mehānismu, kādā veidā tad jums izdosies izvairīties no robežas Sīrijas jūrā. Bet tas nozīmē, ka Pārējiem Lielbritānijai būs eh, jākļūst par eh, daļu no brīvas preču aprīces telpas bez brīvas personu aprīces. Masticams, ņemot vērā tādas kādas Eiropas Savienības eh, sarkanās līnijas un sarunu vadlīnijas, šāds risinājums Savienībā nebūtu pieņemams. Nu, ir iespējamā robeža īrijas jūrā. Kā es zinu, patreizajā Lielbritānijas valdē piedalās arī Ziemeņīrijas demokrātiskā partija, nu, vai tad viņi to atbalstīs? Un, ja šī robeža tiks nosprausta īrijas jūrā, tad. Um, vai pašā konservatīvajā partijā tiks rasts konsensus par šo jautājumu. Tālāk ir vēl viena politiska rakstura neskaidrība, tāpēc mēs arī gaidām dažās tiesību aktus, kas ir tiek pieņemtiem parlamentā. Mēs no tādiem ir tirdzniecības nolīgums un, un uh, muitas uh, izmaiņas muitas savienībā. Nu, mēs mēs tādā, tādā valdībā varbūt es būs uh, vairum atbalsts, mēs nezinām. Ja to arī dumpinieki vienosies ar laboristiem, vai arī otrādi, kas e, notiks. Ja Britu valdība ieradīsies e, šeit Briselēņas acīs, nu, mēs esam mainījuši savu viedokli, mēs vēlamies, lai nākotnē tur ir muitas savienība mūsu nākotnēs attiecībās. Nu, maz ticams, neredz, ka Terēz Mēja varētu nodrošināt savu komentu vienotību šajā jautājumā. Varbūt tas varētu nozīmēt e, priekšlaicīgas vēlēšanas. Nu, viena iespēja šādā gadījumā būtu tāda, ka pie varas nāks e, mazākuma e, leiboristu valdība. Tādā gadījumā Skotristu Nacionālā partija un liberālajie demokrāti kļūtu par ievērojumu spēku. Viņi varētu piedalīties šajā koalīcijā, un tad varbūt viņi gribētu uzlikt spiedienu uz Korbinu, kas varbūt nākamais potenciālais premjers, sastāvot vēl vienu referendumu par palikšanu Eiropas Savienībā, un pat labāk e, sabiedriskās domas aptāvi liecina par to, ka iesvērtē vairākums atbalstu. Nu, griežoties pie mējas un uh, Britu valdības nostājas, mēs zinām, ka ir tāds nu, ļoti trausls uh, pamieris uh, starp dažādām frakcijām kabinetā. Uh, Viss balstās kompromisu mūsu iespējamās nākotnes attiecībās. Plandek runāts par uh, regulatīvu un uh, izlīdzināšanu, nu, vienlaikus par, zinām, suverenitāti, atšķirīgi viedokļi par nākotnes migrācijas politiku un tā tālāk. Nu, Tas viss īstenībā iedarās Eiropas Savienības nostājā vai šo. Tas, kas pat labam tiek apspriests eh, sarunās par tirsniecību un integritāti vienotajā tirku. Tā kā vai nu no Britu valdība dosies uh, maigā Brexit virzienā vai, vai tādā kā džāja virzienā, es kā nezinu, kāda protagonist tā viss eh, slēps, kā, kā mēs tiks saturēts kopā, pārējot no šī trauslā pamiera, kas īsti neatbilst tam, ko piedāvā Eiropas Savienība. Iedziļinoties detaļās, jautājumu laikā, protams, es eh, vēl varu pieminēt tādu jautājumu, kā vienlaicīga konkurence un kā un vai. Šis darījums no Eiropas saimnības puses piedāvās kādu sastapēju uzticēšanos, ko Lielbritānija arī eh, vēlas, lai pārstāvētu Singapūras stila modeli ar zemu regulatīvo līmeni. Te bija komentāri vēl par politiku. lai to nosauc par tādu pastāvīgu konstitucionālu krīzi, Britānijā, kas tā notiekušies vienā eh, par uh, eh, Ziemeņīriju, bet par Skotijas parlamentu un Velsas asamblēju, kas nopietni diskutē ar uh, Britu valdību par Eiropas Savienības pilnvaru saglabāšanu noteiktos reģionos. Skotijas parlamentā tiks pieņemts kontinentātas tiesība augsts pat labāk, ar ko Eiropas Savienības tiesības tiks ievies Skotijas tiesībās tādās jomās kā zivsainicības vīda un lauksaimniecības cits starpā. Tā kā šeit ir, mēs saskatām noteikti politisku tādas mm, pretstatī, nu, nu, konfliktu potenciāli nākotnē. Nu, vai Lielbritānija to ratificēs, kas notiks, ja to neratificēs? Lūk, šādi jautājumi, politiski rakstura jautājumi, neskaidrības eh, joprojām eh, ir spēkā figurē. Un tas viss, protams, padara Lielbritānijas kā sarunu partneru lomu tādu neparedzamu un, un sarežģītu. Nu, un eh, daži tātad, secinājumi par uh, ekonomiku. Barbara padziļināt tiem izgāja cauri dažu komentāru no manas puses. Kāda būs uh, tiešā ietekme uz ekonomiku, ko atstās Brexits? Būs jaunas barjeras gan uz robežām, gan eh, cipiet. Nu, līdzīgs punktu uzskatījums kā Barbarai, kas uh, atstās ietekmi uz uh, tiesības plūsmām, uz pārobežu piegādēm, uz uh, saulēcīgu ražošanu. Eh, uz tiešām ar valstu investīcijām, tāpat arī ierobežojumi darba tirgu, ierobežos darba spēku pieplūdumu un pieejamību dažādās jomās. Un Lielbritānijas nostāja nākotnē attiecībā uz regulatīvo politiku. Jaunas institūcijas atšķirības no um, Eiropas Savienības tas ietekmēs arī darbu un sociālo aizsardzību potenciāli. Tāpat būs arī negatīva ietekme jaunajām barjerām, gan tarifu, gan ne tarifu barjerām. Šis barjeras kopumā Lietuvānijai būs augstāks nekā Eiropas Savienībai, bet dažām dalībvalstīm, jo sevišķi īrijai un dažiem Eiropas Savienības reģioniem, arī nāksies rēķināties ar negatīvu ietekmi. Un tāpat būs arī tāds, nu, izteikts domino efekts uz izaugsmi, investīcijām, produktivitāti, IKP izaugsmi, nodokļiem, valdības ieņēmumiem un potenciāli attiecībā uz valsts izdevumiem un investīcijām. Mēs nu, zinām, ka Brexit laikā izskanēja daži nu, Brexit kam, kampaņas puses mēlu un nepatiesības arī par nacionālo veselības sistēmu. No šaubu, ka arī citi valsts pakalpojumi, ne tikai veselības aprūpe, no tā cietīs. Bet valdība pat labāk koncentrējas uz uh, tādu super Kanāda plus plus plus nolīgumu. Citas opcijas varētu būt muitas savienība, vienotais tirgus uh, līdzīgi kā Eiropas ekonomiskā zona. Un tāpat arī supersaudu Brexit, kur būtu gan, eh, gan tās tirgus, gan muitas savienība. Pagaidām par to netiek runāts, bet eh, nu, pastāv ideja, ka šīs abas eh, lietas varētu sakabināt kopā. Un, un nu, interesanti, ka cilvēki, kas sevi uzskata par uh, eiro optimistiem, bet pieņem referendumu rezultātu, vairāk atbalsta šo te super uh, mīksto Brexitu. Demokrātiskā izpratnē tas ārkārtīgi mm, sarežģīti. Norvēģija reizēm tiek uh, devēta par tādu veltus demokrātiju, nu, tad mēs, uh, kā mēs uh, varētu arī iekļauties šajā scenārijā, saglabājot gan vienotu tirgu, gan muitas savienību, tad kāda jēga vispār izstāties? Nav man vairs daudz laika, bet īsti par statistiku. Dzirdējām jau svarīgāko. Ir vairāk pētījumu, kas uzrāda to, ka pat, ja saglabāsies vienotais tirgus, izaugsme kritīsies. Britu pašu statistika jā, prognozēja 1,6% izaugsmi pēc 15 gadiem, atbilstoši pēdējā scenārijiem 7,7 punktu kritums. Īrijā ir 7 punktu zemāk izaugsme, atbilstoši pēdējo scenārijiem sadzamā ar to, kas notiek Lielbritānijā paliek. Lūk, tādas ir prognozes, nu varētu vēl mēdāties uz skaitļiem šurpu turpu, kādus uh, zaudējumus radīs reģionu. Un šeit ir liels atšķirības starp Lielbritānijas reģioniem, kur tad uh, būs tie, kas cietīs visvairāk. Ziemeņa austruma uh, eh, Anglijā, kā arī um, Skotijā un Ziemeņīrijā, kas balsoja pār palikšanu, uh, cietīs vairāk nekā daži citi tātad uh, reģionu vidēji. Noslēgumā vēl viena lieta par cilvēcībām runā ziņās pēdējā laikā. Un, um, Tas nav baigs slēpjas detaļās, protams, par sarunām. Pagaidām noskatījos par kopainu. Un ko runā par detaļām? Politiskā vēja pūš uh, brīvas tiesniecības nolīguma virzienā pat labāk, bet skaidrības nav. Bet valdības starpā šķelšanās. Tā kā mums kādas smagas uh, sešu mēnešu sarunas par mūsu nākotnes attiecībām. Paldies! Paldies! Un esam gūši tādu pilnīgu pārskatu gan par ekonomiskām, gan politiskām sakām, kāda tad ietekmi sagaidām no Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības, tātad kā, kāda ietekme būs dabām pusēm. Un nu, nu, pat parunāsim par pārējais periodu. Skaidrs, ka šāds pārējais periods tiks noteikts līdz pat 20. gada beigām, Nu, un kas tad notiks šajā pārējais periodā? Divi eksperti šeit ieradušies. Sims Ļuvē no Eiropas, Eiropas reforma centra. Pirmiem došu vārdu tieši arī jums. Lūdzu. Thank you very much. Paldies. Pēc šīm plašajām diskusijām par ietekmi es pievērsīšos kaut kam ļoti šauram. Konkrēti, e, ko tad nozīmē mm, apakšvītras piezīme 77. lapas pusē? Tātad, kāds būs trešās, trešo valstu brīvās tirzniecības nolīguma status saistībā ar Lielbritāniju pārējais periodā? Bet, protams, ka es varu atbildēt arī uz plašākiem jautājumiem pēc prezentācijas. Manuprāt, par šīm lietām vēl nav atbilstoši diskutēts, bet brīdī, kad Lielbritānija izstājas no Eiropas Savienības, un pat ja ir šis te pārējais periods, visi ir pārliecināti, ka tāds būs, būs lai gan man tādas pārliecības pašam nav, Nu, cerība gan pastāv. Tātad tik līdz mēs izstājamies no Eiropas Savienības, mēs arī vairs nesam līgumslēdzējas puses ES un trešo valstu līgumos, eh, un šeit ir runa par vairāk kā 40 tirsniecības nolīgumiem, bet eh, šeit ir runa arī par savstarpējās atzīšanas līgumiem un citiem. Līdz nesenam laikam mēs īsti pat nezinājām, ko darīt, lai šīs problēmas risinātu un ir jāsaprot, ka šie privās tirzniecības nolīgumi ir ar valstīm, no kurām nāk 12%, es atvainojos, e, uz kurām Eiropas, e, uz kurām Lielbritānija sūta 12% savu eksportu. E, tur ir jāiekļaut tādas valsts, piemēram, kā Turcija un citas, un tā tiešām ir liela problēma. Līdz janvārim uh, Lielbritānija apgalvoja, ka līdz 17. gada martam tiks noslēgti jauni līgumi. Bet tas vispār nav iespējams. Es nezinu, kāpēc tas tika apgalvots, jo varbūt, ka tika uzskatīts, ka pārējais periods nebūs tik viegli panākams, bet, nu, paldies Dievam, Lielbritānija ir mainījusi savu pieeju, un to es arī ieteicu. Es gan, es gan neesmu pārliecināts, ka uh, man bija kāda ietekme uz šo lēmumu, bet, nu, vismaz ir jauki apzināties, ka tas ir noticis. Tā tad tika ziņots par to, ka ir mainīta pozīcija un tas plāns ir strādāt kopā ar Eiropas Savienību, lai pārliecinātu trešās valstis uzskatīt Lielbritāniju par Eiropas Savienības dalību valsti šī, nu, šo līgumu vajadzībām visā pārējais periodā, pat ja tā juridiski nav Un tieši tāpēc atsaucos šo zemesvītras piezīmi, ka Eiropas Savienība informēs citas līgumslēdzējas puses, ka pārējais periodu laikā Lielbritānija šo nolīgumu vajadzībām ir jāuzskata par Eiropas Savienības dalību valsti. Nu, it kā izklaus, izklausās labi. Bet problēma ir tāda, ka it kā šķiet, ka tā ir vienīgā pieeja, kas vispār ir iespējama, un arī norādīts, ka es informēs, nevis lūgs vai pieprasīs. Tas nozīmē, ka šo te principu, šo apstākli nevar uzspiest citām valstīm un ir nepieciešama viņu piekrišanu, bet savā ziņā tas arī uzliek par tādu kā pienākumu šim trešām valstīm parādīt un pierādīt, ka tās nevēlas uzskatīt Lielbritāniju par uh, Eiropas Savienības dalībvalstu šo nolīgumu vajadzībām, un politiski tas ir diezgan grūti izdarāms, lai gan dažas valstis to darīs. Un uh, savā ziņā šeit ir tāda kā asimetrija. Un ar to es domāju, ka uh, Eh, lai gan Lielbritānijas eksports varbūt neseņem šos īpašos nosacījumus, piemēram, Korejā, Korejas eksports ieradīsies Lielbritānijā, izmantojot īpašos nosacījumus, jo Lielbritānijai būs pieņ, pienākums eh, to darīt. Un eh, var, tā tad var secināt, ka šī sistēma būs asimetriska, un līdz ar to šīm valstīm būs priekšrocības salīdzināmā Lielbritāniju. Un, manuprāt, trešās valstis eh, lūgs kaut kādas konkrē, konkrētas koncesijas piekrišanas no Lielbritānijas līdz brīdim, kamēr Lielbritānija noslēgs jaunus līgumus, eh, un ir skaidrs, ka tas notiks, lai gan būs nepieciešams laiks. Tātad šīs valstis pieprasīs kaut ko jau uzreiz, lai, uh, eh, Lielbrit lai uz Lielbritāniju uzskatītu par Eiropas Savienības daļu. Mēs jau zinām, ka, piemēram, Lielbritānija uzsākusi sarunas ar Koreju, un uh, Lielbritānija ir lūgusi uh, es uh, iesaistīties šajā procesā, un korejieši teica, ka mēs to apsvērsim, bet kā tad būs, piemēram, ar Ķīnas importu? Mēs arī gribētu līdzīgus nosacījumus tam. Nu, tā tad notiks sarunas. Protams, ka šis ir tāds viedoklis, bet es pieņemu, ka daudzas valstis saņems kaut kādus īpašus nosacījumus no Lielbritānijas līdz brīdim, kad tiek noslēgti jaunie līgumi vismaz pārējais periodā. Un es domāju, ka vairums valstu tam piekritīs, bet dažas radīs problēmas. un veiks diezgan agresīvas diplomātiskas darbības, noraidot šo īpašo režīmu attiecībā uz Lielbritāniju. Bet nu, dažas var varbūt pārsniegt robežu, un tad redzēsim, kas notiks. Tad būtu jājautā, kāpēc, Lielbrit... kāpēc es vispār būtu par to jāuztraucas. Jo Eiropas Savienība ir piekritusi paziņot trešām valstīm, ka Lielbritānija būtu jāuzskata par Eiropas Savienības dalībvalstu nolīgumu vajadzībām. Uh, bet man joprojām ir jājautā sev, cik tad politiskā kapitāla Eiropas Savienība gribēs izmantot, lai palīdzētu Lielbritānijai. Un man liekas, ka uz šo jautājumu ir jāatbild gan parlamentam, gan padomē, gan komisijai. Vai mēs šeit izmantosim Eiropas Savienības diplomātisko svaru, piemēram, ja Dienvidāfrika saka nē? Nu, tas jums būtu jāizlemj. Bet kāpēc Eiropas Savienībai būtu jāpalīdz? jo man liekas, ka ir savā ziņā tāds kā precedents runājot par ES un uh, Lielbritānijas sadarbību. Uh, piemēram, Eiropas Savienība Lielbritānija sadaļbojas PTO, lai sadalītu tarifu kvotas. Un uh, arī sarunās ir norādīts, ka Lielbritānija uh, No Lielbritānijas tiek gaidīts, ka tā izpildīs visas savas saistības starptautiskā mērogā, bet um, Eiropas Savienība un Lielbritānija ir gatava diskusijām par šo jautājumu. Nu, principā tiek gaidīts, ka abas puses uzvedīsies labi. Un, piemēram, kas notiks uh, gadījumā, ja Koreja vairs neuzskatīs Lielbritānijas uh, preces uh, par importu no Eiropas Savienības? Tas varētu novest pie tā, ka daži eksportētāji, kas eksportē uz Koreju, vairs nevarēs saņemt īpašus noteikumus. Principā tas, tā ir lielāka problēma Lielbritānijas eksportētājiem, nevis ES eksportētājiem, bet nu tā pastāv. Vēl viens uh, iemesls, kāpēc es varētu gribēt palīdzēt vairāk nekā tikai nošūtot, nosūtot vēstuli. Tas dotu vairāk laika, ja Eiropas Savienību gribētu. Eh, tātad organizēt trīspusējas sarunas ar eh, šīm valstīm saistībā ar eh, Lielbritānijas jaunajiem nolīgumiem pēc pārējais perioda. Iespējams, ka citi runātāji arī par to runās, bet tas varētu būt ES un Lielbritānijas interesēs eh, vienoties par izcelsmes eh, nosacījumiem. Nu, kā jau es teicu, pastāv iespēja, ka eh, Lielbritānijas eh, importētāji vairs nevarēs kvalificēties kā es importētāji. Tas varbūt nav tik būtiski reģionālos eh, nolīgumos. Un iespējams, ka tā arī nav tik liela problēma sarunās ar Japānu par tiesniecības nolīgumu, jo tur ir jau iestrādāti mehānismi, lai varētu attiecīgi noteikt izcelsmes valsti. Bet tā ir problēma, esošo nolīgumu gadījumā, piemēram, ar Koreju, Meksiku vai pat Kanādu un iespējams arī ar ASV. Kādas sekas, ja es nepalīdzēs? Un ja tiešām Lielbritānijas importu netiek neuzskata par importu no es, tas varētu radīt traucējumus un attiecīgi tālāk piegādes ķēdes pārvietosies uz citu vietu, un es pieļauju, ka tas notiks visticamāk no Lielbritānijas uz Eiropu, jo tas būtu loģiskāk. Palīdzības sekas būtu tādas, ka būtu jāiesaistās trīspusējās sarunās, un es ir jāizlemē tā to vēlas darīt – jo tad būtu arī kaut kādas prasības pret ES, ja tiktu atsākt šīs sarunas, kuras jau ir no, noslēgtas. Nu, līdz ar to es arī beigšu. Jā, pat pārējai izskatās izaicinājuma pilna. Politiskās puses eh, mums tagad būs Nikolais Tārca no uh, Vācijas. Jā, priekšsēdētāji, paldies, dāmas un kungi, paldies par to, ka uzaicinājāt mani jūs uzrunāt. Es centīšos vairāk pievērsties politiskajiem, juridiskajiem aspektiem, cik tālu tas viss skars un raksturos šo izstāšanās procesu. Zināmā mērā manis sacītais pārklāsies ar nu pat dzirdēto, bet es centīšos lielā mērā raudzīties tieši uz Eiropas Savienību. Um, lielākoties palūkošos uz to, cik tālu esam tikuši, cenšoties vieno, vienoties ar Britiem. Un, nu, vairums šo, šo, šo sarunu trašu tagad ir, ir, ir zaļi izgaismotas, te var turpināties, te var notikt sarunas, un Sems ieskicēja to pamatscenāriju, tā tad vienošanās par izstāšanos, pēc tam vienošanās par pārējais periodu starp Lielbritāniju un 27 valstu Eiropas Savienību. Uh, un mm, ka tas nevar ietekmēt mūsu attiecības ar eh, trešajām valstīm. Un tajā dienā, kad Lielbritānija oficiāli izstājas 29. martā nākamgad, tad eh, tā pati kļūst par patiesu trešo valsti un uz to mūsu šobrīd noslēgtie nolīgumi vairs neatiecas. Un tas lielais juridiskais jautājums ir, ko darīt tālāk. Nu, eh, skaidrs ir tas, ka Lielbritānijai tas sagādā uh, pamatīgas galvasāpes, bet nu, tikpat smags jautājums ir, kā tas ietekmēs mūsu 27. Tātad pirmkārtām, ko nozīmē šī pāreja uh, Britiem uh, tieši tirzniecības politikas uh, plāksnē? Uh, pirmkārtām, uh, Nu, uh, tagad, tagad mēs varētu par tādu supermīksto uh, Brexitu arī runāt, ka Briti paliek ne tikai uh, um, brīvajā tirgu, bet arī muitas savienībā turpina uh, pieturēties pie Britu muitas režīma um, visā šajā pār, pārējais periodā līdz pat beigu datumam. Un es brīvās tirniecības nolīgumi ir saistoši arī apvienotajai uh, karalistai, plus vēl šie pārējais perioda noteikumi. Un, uh, Uh, lai apliecinātu to, ka Eiropas Savienība ir un paliek uzticams tirdzniecības partneris, komisija un apvienotā karalista ir vienojušās, ka Uh, tas viss akī, kas saista apvienoto karalisti, uh, ietver arī šos, uh, šos tirzniecības nolīgumus uh, vienādā mērā. Taču, un te ir tas svarīgākais, ko minēja arī Sems, uh, Eh, saistības visas Britiem ir tad aktuāls, izņemot tos labumus, eh, ko piedāvā šie nolīgumi. Nu, tas raksturo šo pārējais perioda Uh, fāzi. Uh, Lielbritānija no uh, lēmēja un rīkotāja un pie viena galda sēdētāja mm, tad pārceļas uz tādu kā otro rindu un, un vairs, vairs nevar uzstāties pie šī kopējā galda, vienkārši klusi un pazemīgi ievēro pārējo panāktās norunas tirzniecības nolīgumos. Ir divi šie izņēmumi gan Eh, kad eh, Briti eh, paši par sevi uzstājas PPO kontekstā, piemēram, vai Eiropas Savienība īpaši lemj par to, ka Britiem ir, ir, ir dodamā īpaši iespēja izteikties un paust savu pozīciju. Nākamo slaidu lūdzu kas vēl arī izriet no šī pārējais perioda, ja kādi jauni ēst izniecības nolīgumi, par kuriem iespējams var tikt panākt vienošanās šajā pārējais periodā, ēst Japāna, piemēram, um, nolīgums ar Merkosūru valstīm. Ja tie stāsies spēkā pārējais periodā, tad uh, visas saistības arī dzen Britiem būs saistošas, bet Briti tā tad sēdēs šai otrajā rindā un, un nebūs, nebūs tiesīgi uzstāties un kaut ko tur diktēt un pieprasīt. Uh, un, nebalso, un, un, un, un balsot. Uh, no otras puses, e, Eiropa un apvienotā karalists ir vienojušās, ka tās kopā var ne tikai piedalīties sarunās, uh, bet arī uh, risināt pēc, pēc katra savas tirzniecības sarunas. Tā kā uh, Nu, šāds, šāds eh, superdāsnais variants, eh, eh, tā tad ir iespējams Britiem to darīt, bet tie var stāties spēkā un kļūt saistoši tikai nākamajā dienā pēc Britu pilnas izstāšanās no Eiropas Savienības. Nu tā, te kaut kā tā policija īsti negrib darboties, lai pārslēgtu slaidus. Nu, mums te tas lielais jautājums. Ko tas nozīmē 27 Eiropas Savienības valstīm? Kāpēc, lai 27 valstis vispār interesētos vai izrādītu kaut kādu interesi par, par šo saistību režīmu, par, par to, lai atvieglotu Britu dzīvi kaut kādā mērā? Un es varu minēt trīs apsvērumus, kam dēļ 27 valstīm nāktos par to rūpēties. Pirmo jau minēja Sems. Uh, jautājums par eh, noteikumiem, kas regulē produktu izcelsmi, par eh, šo te vērtību ķēdi, kas, kas iesaist apvienoto karalisti. Šeit es runāju par, piemēram, autobūvi, kur mēzgli un komponentes tiek, eh, tiek ražot Lielbritānijā un iemā, ie, uzstādīti mm, Eiropas izcelsmes automobīļos, tas var nopietni apdraudēt mūsu tirzniecības attiecības ar ASV, piemēram. Uh, Um, un, un, un šādi automobīļi tad vairs nevar tikt bez uh, tarifiem uh, un nodevām eksportēt uz tādām valstīm kā Koreja un ASV. Otrām kārtām nedomāju, ka man jums ir pat jāatgādina, ka ir noteikts iemesls, kāpēc uh, tirzniecības politika ir ekskluzīvā Eiropas Savienības kompetencē. Tas izriet no vienotā tirgus principa un tā, ka ir nepieciešama viena unificēta muitas politika. Uh, lai varētu runāt par vienu unificētu tirzniecības politiku. Ja? Tātad Britu produkcija tiek importēta vienotajā tirgū, tad ir būtiski, lai būtu viens, viens tarifs un, un, un, un, un viens noteikts tarifu līmenis arī attiecībās ar kādu citu trešo valsti, tādā veidā neredot kropļojumus. Uh, lai nebūtu nu, šāda, šāda pēkšņā mm, atšķirīgu tarifu savairošanās. Un eh, komisijā žargonā to sauc par, par eh, Brexit gatavību, kad viņi eh, tātad izvērtē katru atsevišķo vērtības ķēdi, tātad ražošanas ķēdi. Un, Trešais vektors, eh, trešais virziens, par, eh, par ko nāktos interesēties 27 valstīm, šī neskaidrība. Vairākas valstis norāda, ka pārējais perioda tā galvenā jēga un saturs ir skaidrība, paļāvība, bet arī šajos, šajos tirzniecības nolīgumos, šajās tirzniecības attiecībās joprojām ir daudz tādu jautājumu, uz kuriem atbildes pēc būtības nav iespējams šobrīd uh, gūt un noskaidrot Mm, kaut arī tas ir ārkārtīgi nepieciešams. Ir nepieciešams panākt šo, šo, šo juridisko vienošanos par pārējais periodu, un tad būs mazliet vairāk skaidrības. Un uh, tagad mans uh, lielais arguments, ko darīt tālāk, kādi tad vispār ir varianti. Pirmais, uh, juridiski tas vienkāršākais, iespējamākais variants, bet politiski sarežģītākais. Tik papla, not, noturēt paplašinātas uh, sarunas uz 50. panta pamata, kur Briti oficiāli paliek dalībvalsts statusā līdz 20. gada beigām, un šis eh, sarunu periods tiek eh, pagarināts. Bet tas nav iespējams no politiskā eh, viedokļa raugoties ne apvienotajā karalistē, ne Eiropas Savienībā, tīpaši tagad kad šķiet ir panākta politiska vienošanās par pārējais periodu. Tā kā to, nu, principā var norakstīt, tā, tas pieder drīzāk fantastikas pasaulē. Mm, Otrs variants - nu, neko nedarīt. Briti varētu uh, sacīt, nu, tā ir mūsu darīšana, mēs, uh, mēs varētu teikt, tā ir viņu darīšana. Nu, kādam būs kaut kādi zaudējumi, kādam varbūt nāksies pārcelt kaut kādus uh, ražošanu, montāžu, fasēšanu uz, uz, uz citurieni, nu, neko darīt. Uh, mēs varētu teikt, lai Briti paši tiek galā. Uh, tas uh, atbilstu tai, tai. Uh, mm, izpratnē, kas, kas pieturas pie tāda pesimistiskāka skatījuma, uh, bet nu, es tomēr esmu uh, piedara optimistiem, kas, kas uzskata, ka ir vērts papūlēties un izdarīt maksimumu, uh, lai šī pārēja būtu pēc iespējas tāda elegantāka. Un trešais variants, tas, ko Britu valdība vēlējās sākotnēji, ka lūk tiktu tā kā rep, replicēta ESF brīvās tirzniecības attiecību uh, Uh, sistēma ar, uh, ar, ar, ar citām trešajām valstīm. Tas vēl tā skaļi nav pateikts, un no Eiropas Savienības pozīcijām raugoties, tas pat nav vēlams, jo tas tāpat neatrisinās izcelsmes jautājumus, jo, uh, ja Britiem būs atsevišķi nolīgumi starp apvienoto karalistu un 27 valstīm, tad joprojām būs juceklis ar šo izcelsmes noteikšanu un, un piesaisti. Un otrām kārtām tas neatbilst Uh, tam, ko Eiropas Savienība sagaida no šī pārējais, pārējais perioda, ka Briti joprojām paliek pilnvērtīgi un pilntiesīgi um, kā dalībvalsts Tas būtu pretēji tam, tam pamatprincipam, par kuru nu pat tika panākt vienošanās, ka uh, pārējais periodu laikā Briti nekādus uh, jaunus tirzniecības nolīgumus neslēdz, uh, kaut arī teorētiski par tiem var noturēt sarunas. Un tad trešām kārtām uh, pārējais periodā uh, pārējā pasaule, tā teikt, tiek aicināta uztvērt Lielbritāniju kā joprojām īstu un patiesu ES dalību valsti. Uh, Uh, lai maksimāli saglabātu status quo uh, valstī, par labu valstīm, par labu uzņēmējiem, uh, bet arī šeit ir vairāki zemūdens akmeņi. Eiropas Savienība šeit vienkārši informē trešās valstis, tā negrasās darīt neko vairāk. Un tad jautājums ir, kurā brīdī notiek kaut kāda notificēšana, vai un kā trešās valstis reaģē, vai tās tur kaut ko var pieprasīt kaut, kaut kādu atsaukšanu. Te kaut kāda kustība ir, ir sagaidāma tikai un vienīgi šī gada oktobrī, nekādā gadījumā ne ātrāk. Un kāda tad varētu būt šī trešā valstu reakcija? Nu, trešās valstis ir visnotaļ motivētas mūsu izpratnē sacīt, nu paga, nu ja jūs kaut ko vēlaties, nu varam aprunāties kādā brīdī un visu sāk no jauna. Un, Mm, trešās valsts nav motivētas šai pārējais periodā uh, kaut kā īpaši pūlēties, kaut kādu īpašu attieksmi izrādīt uh, Lielbritānijai. Un te mans skatījums atšķiras no, no Sema skatījuma. Trešās valsts mūs, manā ieskatā raudzīsies, ko izspiest no šīs uh, pārējais situācijas. Uh, un, un, un, un mums ir jāturas pretī šai, šai tendencē, jānotur maksimāli status quo. Un līdz ar to mans vērtējums ir tāds, ka uh, Šeit mēs, mums ir jārēķinās ar tādu ilgstošu neziņas, neskaidrības, juku periodu. Uzņēmējiem būs tādi raibu, raibie lēmumiņi, kaut kādas norunas, kaut, kādi, kaut, kādi, kaut kādas ieceres attiecībās starp dažādām valstīm un formējumiem un britu uzņēmumiem Diemžēl, diemžēl uh, nekas cits neatliks, kā uh, maksimāli saulaicīgi ķerties pie Brexita sagatavotības plānu izstrādes, izstrādes un, un, un, un uh, nopietni padomāt par savas eksporta politikas uh, koriģēšanu. Paldies! Nu, tā tad uh, Mini mm, Cooper automobīlis no, no Lielbritānijas, uh, Dienvidkorejā, teiksim, importēts vairs netiks uzskatīts par Eiropas Savienības izcelsmes automobīlu. Tā sanāk, ja? Uh, nu, interesanti, interesanti. Labi. Nu, ko došu vārdu deputātiem? Katram pa divām minūtēm. Nu, pirmiem mūsu paslēgiem referentam Kristiānam vārds. Paldies, un divās minūtēs jau visus jautājumus uzdot nevar, kas ir padomā, bet man ir tāds principāls jautājums. Izskanēja daudz dažādu scenāriju. Tiek pieminēts, ka viens no šiem scenārijiem ir ticamāks nekā citi, bet man, man radās iespējas, ka ka ikdienas eh, nāk klajā kas jauns. Un tas, ko es patiesībā dzirdēju no ekspertiem, ko es gribēju viņiem dzirdēt, eh, ir tas, eh, kā tad no jūsu viedokļa, no jūsu ekspertīzes raugoties, kas ir tās, tās sfēras, kur šie scenāriji varētu būt visloģiskākie, uz ko būtu jātiecās, teiksim tātad Eiropas Savienības 27 valstīm. Paldies, eh, Devis Mārtiņš, sociāldemokrātu vārdā lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Vairāk jautājumu pirmkārt par izcelsmes noteikumiem. Ko eksperti domā? Iztēlosimies, ka Eiropas Savienība un Lielbritānija, nu, kas ir iespējams, eh, vienosies par to, ka izcelsmes normas tiks kumulētas, un kā trešā valsts iebilst. Bet ņemot vērā pētējo normas, kāds konkurents trešajā valstī, uz ko attiec šī, šī norma ir kāda vietēja grupa, un nepieņem izcelsmes normu kumulāciju. Tādā gadījumā mums nebūs diezko liela iespēja šajā lietā gūt uh, visroku. Pat ja trīs puses vienosies, uh, tad radīsies vēl, vēl viena nopietna problēma. Otrs jautājums uh, saistīts ar izcelsmes normām. PTO cilvēks izteiksies vēlāk, tā kā šis jautājums būtu jāpētelt viņam, bet katrā ziņā viena no tām, ko es dzirdēju, piemēram, ir tāda, ka nu, teiksim, mini mašīnas. Pat labai tiks piemērots izcelsmes normas, eh, vairs neklausēsies kā Britu vai Eiropas produkti. Nu, kāds tad šeit būs tā kā scenārijs? Nošķiet, nu, ka tad cilvēki vienkārši pārcelt ražošanas jaudas uz, uz kādu reģionu, lai tas kvalificētos. Pirmiem diviem runātājiem jau sevišķi jautājums par uh, eh, 2% kritumu Eiropas Savienības ražošanām. Neesmu nu, izpētījis šos modeļus, bet man nedaudz tas pārsteidz, ņemot vērā to, ka pirmkārt eh, mēs redzam, ka Lielbritānijas uzņēmumi jau sāk pārcelties uz citām Eiropas Savienības daļām. Un otrkārt, Eiropas uh, eh, Savienība, kur mums ir tirsniecības deficīts, uh, eh, pakalpojumus ar Lielbritāniju, jebkurā gadījumā skaidrs, ka Lielbritānijas pakalpojumu sniegšanas spējas skatīsies ne tikai finanšu, bet arī citu pakalpojumu. Tā kā pastāv liela iespēja, ka tieši pakalpojumu sniedzēji pārcelsies uz kontinentu. Uh, Man pārsteidz tas, ka jūs uzskatījāt, ka Eiropas Savienības jaudas joprojām kritīsies. Es saprotu jūsu argumentus, ka varbūt mums gluži neiest e, īsti zaļi, bet e, tas, ka jūs sakat, ka 2% pat 15 gadu gaitā ir diezgan liels procents mūsu ekonomikā. Esmu pārsteigts par šo statistiku un vēlētos dzirdēt vērtējumus, kā jūs pie šīs skaļas esat nonākuši. Paldies! EKR bārdā. Nākamā kolēģi, jā, nu, divas minūtes, ko tā lai sāka, varbūt. Um, Daži mums nu, šeit, ka esam citā sanāksmē, mēs domājam par nākotni, un daudz laika mēs esam iztērējuši, lai skatītos atpakaļ, celtu nu, vecus argumentus. Vēlētos uzzināt vairāk nu, par, par to, kādu kaitējumu atstās Brexits, šis cietais Brexits uz Eiropas Savienību. Daudz ko dzirdējām, ko tas nozīmē Lielbritānijai. Gribētu vairāk dzirdēt par risinājumiem, kāds jūs piedāvājat, ko Eiropas Savienība varētu darīt, lai izvairītos no kaitējuma savai ekonomikai. Tieši par to mums vajadzētu sākt domāt kā mēs varam turpināt eh, darbu šeit. Zinām daudzus viedokļus, eh, uz kādiem avotiem balstās jūsu pastie komentāri. Es tieši laukums, jūs pieminējat trešās valsts, ka jau norāda, ka, ka tās darīs to un to, es pieminēju Dienvidkoreju vai arī citas valsts, un, un eh, no kurienes jūs šī informācija, es tad esmu mēlušies. Kas tad sacīs Lielbritānijai? Nē. Domāju par pārējais posmu normām. Paldies, Nikolai, jums par to, ka izklāstījāt šīs tēmas opcijas, jo sevišķi opcija neko nedarīt. Mēs arī tuvāk paskatījāmies, kāds skaitējums būtu no šīs te opcijas. Eiropas Savienībai kopumā jūs arī pats to pieminējāt. Vēlos, lai jūs vairāk to paskaidrošu opciju neko nedarīt. Garš neskatījums periods eh, uzņēmējiem pa labu nenāk. Mēs zinām, ka tas tā ir. Eh, vai šis te neskatījums periods eh, nāks par sliktu uzņēmējiem abās robežas pusēs. Es domāju, ka tas nenāks par labu nec Lielbritānijai, nec Eiropas Savienībai. Mums kā tirdzniecības komitejā vajadzētu vairāk koncentrēties to, lai uztaustītu risinājumus un izstrādāt tādu stratēģiju, kas ļauj rast uh, ceļu uz nākotnes attiecībām starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju. Thanks a lot. Paldies zaļo vārdā. Divi vārdi man te ir. Daunīgs un Klaus. Nu, vienu no jums ļaušu izteikties. Tā neklūdzu. Mēs paldies! Klausījos jūsu, jūsos, es ceru, ka Deivids Kamerons nav tā kaut kur uh, paslēpies. Un uh, ka būs īstais brīdis, tad viņš arī parādīsies uh, atklātībā tā tie. Bet, nu labi, ilgstiem mālas lieta ir nopietna, domājot par Brexit politiskajām sekām sekas ir ļoti smagas. Man jautājums par tarifu kvotām lauksaimniecībā. Nu, ir cerums par to, kāda, kādas eh, tieši kvotas tad, eh, tad varētu tikt piemērotas Lielbritānijai, kad tā izstāsies no iekšējā tirgus un kādas eh, kvotas paliks Eiropas Savienībai. Nepāries posmā Domājot par potenciālu brīvās tirsniecības nolīgumu ar Jaunzēlandi, tarifu kvotas jāra gaļai. Tiek noteikts eh, visai Eiropas Savienībai. Lielbritānija pamatā ir tā, tā platforma, ar kuru tiek eh, eksploatēti jēri uzvēja no Eiropas Savienības. Nu, kā tad būs pārējais periodā? Otrais jautājums presē var eh, lasīt, ka Londonas City kas baidās, ka tagad daudz no, no uzņēmumiem, kas tur darbojās, pārcelsies, un nu, šāda teorija varētu arī īstenoties. Ir tā vieta, kur tad attīstības valstis, ja nākamās lielvairs investēs. Mēģinās apiet, ka kaut kādas normas izmanto šo pārējais laiku, tur Saudārābijas vai, vai Krievijas darboņi varētu tur imitinēties. Uh, Vai jūs sastādījat šādu, saskatījat šādu iespēju, ka City pārējais pusnā varētu kļūt par uh, tādu finanšu centru, kas vairāk līdzināsies nodokļu paradīzē nekā tagad? Paldies! Ko vārdā Helmuts Šulcs vai ne Milārs kundze? Paldies priekšstādātāji! Man ir viens jautājums, um, ko vēlas uzdot uh, visiem viesiem. Jūs pieminējāt uh, Brītu un Nīderlandes uh, tirsniecības tiešās saites. Eh, pa muitu arī vēl uzdošu jautājumu, bet nu, tas viss ir kopā saistīts. Korbina kungs iestājās par muitas savienību. Jā, vien, uz vienlīdzīgiem spēles noteikumiem. Tad pacēlās uh, problēma ar uh, robežu starp īriju un tāpat arī kādas pustirdzniecības attiecības. Pret uzņēmumu un arotbiedrības eh, jau ir reaģējuši uz šiem signāliem. Kā jūs to raugāties? Paldies! Dārnās kungs, eh, paldies! Pieminēšu statistikas datus šajā diskusijā, ko jūs nekad nedzirdējušies diskusijās Lielbritānija. Pērn bija 96 miljārdu eh, britu mārciņu deficīts. Tirsniecībā ar Eiropas Savienību precēm. bet preces aptuveni 300 miljardi. Tā kā tā ir apmēram trešā daļa no visiem Lielbritānijas eksportiem precēm. Nu, šī, šīs prognozes, pesimistiskās prognozes, ka viss tendencija apstāsies, tas jau nāk tikai. Tā, šis interesi ir tikai Eiropai, šis milzīgais pārpalikums. Un viņi vēlas, lai tas tā arī paliktu. Nē, lieta tāda, ka mēs, mēs šeit šajā komitejā, kurā ir izcila kolēģi un priekšstādātājs, ilgi esam sprieduši par tirsniecības nolīgumiem, bet ir viegli aizmirst to apstākli, ka mums nav nepieciešams tirsniecības nolīgums, lai tirgotos. Un tas ir tāds uh, fakts, ka trīs lielākie eksportētāji, kas nav dalībās Eiropas Savienībā, 28 valsts Eiropas Savienībā, ir Ķīna, Krievija un ASV, neviena no tām mums nav tirsniecības nolīguma. Nu, un, ja man kolēģi te pa kreisi rīkosies tā kā nerīkosies, šim te šo līgumu arī nebūs, tad es jau neko nemainu. Un, protams, par Britu politiku no Skotijas laibojas es īpaši neaicāvu. Un es gribētu pateikties eh, kungam, kurš eh, koncentrējās uz Parīni 78 vai 7, kā tur bija. Jūs man šķiet par zem mētēju to apstālu, ka jūs. Um, vēlaties kaut ko iepirkt, tad jūs to nopirksiet šākārtā. Jūs vēlaties iegādāties skotu viskiju, tad jūs to arī dabūsiet, jebkurā gadījumā. Neatkarīgi no tā, un kādu jūtiski apsēžam, bet uh, varbūt es eh, nepareizi sapratu jūs komentāru. Japāņu viskiem jau nav nekādas vainas, saka priekšsēdētājs. Ulrikungs. Jā, es sākumā paldies no manas puses par šīm intensīvajām diskusijām. Jautājums par sadarbību starp eh, Lielbritāniju Un Eiropas Savienība, protams, ir centrālais jautājums. Man gan vairāk interesē iekšpolitiskais stāvoklis Lielbritānijam. Ja, protams, līgums, par ko tiek mēģināta panākt vienošanās, dažādās valstīs tiek traktēts dažādiem. Piemēram, ņemam īriju. Protams, rodas jauna problēma īrijā. Ja Ir jā, varētu notikt arī atsevišķi referendums. Vairāk mums ir nobalso par palikšanu Eiropas Savienībā. Skotijā, zinām, ka arī tur ir vairākums eh, nobalsojis par palikšanu Eiropas Savienībā, un tas izraisa konstitucionāli rakstura problēmas, un, un tagad mēs runājam par Gibraltāru. Gibraltāra arī absolūtais vairākums nobalsojis par palikšanu. Un viņi saskata savu nākotni tikai vienotā Eiropā, kur viņi var eh, pretendēt no šiem plusiem un tā. Nu, ja, piemēram, īrija pieņem lēmumu palikt Eiropas Savienībā vai Skotija, tie, teiksim, pretojas eh, šiem te izstāšanās līgumam, nu kāds tad būs sekas, kāds būs eh, tad iespējas turpināt tātad labu sadarbību un to visu noregulēt. Ja, protams, arī mums šeit rodas jautājums, ko tad Eiropas Savienība, kā, viņa, kā tā reaģēs uz cieto Brexitu. Ja pašā Lielbritānijā nav par to vienošanās, tad uh, ko jūs domājat par, par, par šo nākotni? Un ja dažādi Lielbritānijas reģioni aiziet dažādos virsienos, tad kā jūs grasāties uh, norganizēt labas ekonomiskās attiecības pašā Britijā, Lielbritānijā? Visbeidzot, uh, Pēdējais komentārs no mūsu spāņu kolēģis. Paldies. Eh, nevēlos te ilgi garumā. Bet, eh, nu, atvainojos, ka ierados par vēlu. Man divi konkrēti jautājumi. Pirmkārt, ko es domāju par potenciāliem strīdiem, kādi varētu rasties starp potenciāliem investētājiem pārējais posmā starp Eiropas Savienību un, un tātad Britu investoriem un trešo valstu investoriem. Man norisinās jautājums par sadarbību aviācijas un aviācijas drošības jomā. Ir tāda avio pārvadātāja, kas pat labāk izvietot Eiropu, eh, Lielbritānijā. Viņi lido uz Eiropas eh, gaisa telpu. Kā būs nākotnē? Jā, nu ļoti daudz interesanti jautājumi izskanēja. Sāksim uzklausīt ekspertu atbildes. Katram no tiem došu pa divām minūtēm atkal. Lai koncentrētos uz svarīgākiem elementiem. Lūdzu, pēc kāds visiem vārds. Barbara Brasman pirmā. Nu, savā starpā tad esam sakordinājušies, kurš atbildēs kuriem jautājumiem, tā kā es varbūt atbildēšu dažiem un tad pārējie, lai viņiem priekšā citus. Ko es domāju, kāds Tad jautājums jums kā ekspertiem šķiet labākais scenārijs Eiropas Savienībai. Tad ne, nevis Lielbritānijai, bet atlikušajām Savienības valstīm. Es domāju, ka šis pārējais periods ir ārkārtīgi svarīgs. Ne tikai Lielbritānijai, bet uh, arī atlikušajām Savienības valstīm, jo savā ziņā tas uh, mums dod uh, vairāk uh, laika, lai saprastu, ko īsti mēs vēlamies panākt. Ja nu, tā mēs redzam, ka dažādām pārtiem, dažādām pusēm ir atšķirīgi viedokļi, taktikas, stratēģijas. Mums vajadzētu atviegot nedaudz uh, laika, lai tiktu skaidrībā. Par tam lāgam uh, uzņēmējiem pieaug neskaidrība, kas ir tāda tiešām ievērojama problēma. Un ir svarīgi, lai iegūstu papildus laiku, un mēs stabilizētu situāciju Lielbritānijā. Jo ir sarežģīti vest sarunas ar uh, partneri kurš ir tik um, nestabils, tik, um, tik nedrošs pats par savu pozīciju. Un gala beigās tas palicēs arī atlikušajām Eiropas Savienības valstīm. Tā kā es tiešām ceru, ka šis pārējais termiņš, pārējais posms nodrošinās to, ka tas Lielbritānija kļūs par stabilāku sarunu partneri mums. Nu, gala beigās labākais scenārijs atlikušajām Eiropas Savienības valstīm, kā es sacīju, pēc iespējas maigāks Brexits Ja galu galā Eiropas uh, Savienība balstās uz uh, brīvo tirdzniecību. Nu, tādēļ, arī tad, ja kāds nu, atstāja mūsu saimi, mums tomēr no šiem principiem atteikties nevajadzētu. Un otrs jautājums, ko es atbildētu, ir šāds. Kāds var būt, ka Eiropas Savienība tik ievērojami cietīs no Brexita? Tik minēts 2% kritums 24. gadā. Kāds iespējams, jo taču Brexits arī ar saviem pavērt tik daudz iespēju? Nu, īsta atbilde man būtu tāda, ka, ja, piemēram, ņemsim Nīderlandi, Eiropas Savienība eh, kopumā vidē varbūt nav tik lēmēr atkarīga no Lielbritānijas un par eksportiem, bet ir vairākas valstis, ne tikai Nīderlanda, bet eh, Spānija, dažas citas valsts, kuras uh, ir lielā mērā atkarīgas no eksportiem uz uh, uz Lielbritāniju vai no Lielbritānijas, un tās arī cietīs. Esam aprēķinājuši, ka Nīderlandē, piemēram, cietā Brexit gadījumā sekas, kas būtu jācieš Nīderlandē, būtu tiešām ievērojams. Un tas nav tikai rezultāts tam, kas samazināsies tiešās tirsniecības apjomi Lielbritānijā, bet tāpat arī augs um, importa inflācija, un tas atstās ietekmi uz privātu personu, uz mākslinieku tēriņiem, uz citām valstīm. Tas attiecās arī tā kā, es nenāju par pastāvīgu kaitējumu, vismaz, eh, vismaz pārējais posmā līdz 24 gadam. Eiropas Savienībā kopumā nāksies eh, reiķinājums 20% kritumu, un dažām valstīm, kā Nīlāndē, ir šīs 4,5% Brexit gadījumā. About, um, the, um, sorry, my... Vēl viens jautājums. atbalsts muitas savienībai. Muitas savienībai ar Eiropu, kas tagad ir vērojams Lielbritānijā. Es domāju, ka tas ir diezgan loģiski, ņemot vērā to, ka Eiropas Savienība ir nenolīdzami vislielākais Lielbritānijas tirsniecības partners. Es domāju, ka šāds risinājums tiešām varētu arī novērst šo fizisko robežu starp uh, īriju un ziemeļīriju. Bet jautājums uh, nav par to, vai tas ir loģiski un saprātīgi, bet uh, vai ir ir politiskā grība Lielbritānijā šādu risinājumu panākt. Nu, tagad došu vārdu kolēģiem. Jā, paldies, tālāk. Tad uzreiz dod vārdu Kristie Jūģai. Paldies par visiem komentāriem un jautājumiem. Domāju par to, kas tad notiks, vai kāds būtu labākais scenārijs. Nu, nu, tagad izskatās, ka mēs eh, virzāmies kaut kādu brīvu tirsniecības nolīgumu virzienā, bet kāds viss attīstīsies. Ne? Eh, Jo sevišķi domājot par uh, eh, Ziemeļīrijas un Īrijas robežas uh, uh, neatvēršanu, tā teikt. Nu, nezinu, kāds viss atrisināsies. Šis Kanada Drive vai PTO plus plus plus līgums. Nu, šāds risinājums būtu nevēlams. Nu, Maiks Brexits manās acīs, piemēram, nešķiet loģisks. Tātad drīzāk vienkārši jāpaliek Eiropas Savienībā, jāsklabās vārtus ko. Uh, par pakalpojumu, tirsniecību un tā tālāk. Komentārs, kas tika pausts par pakalpojumiem, ir būtisks. Lielbritānijas ekonomikas pētījumu institūts eh, uzskata, ka pakalpojumu tirsniecības apjoms starp Eiropas saimnību un Lielbritāniju kristietis par 61%, bet tā kā zaudējumi būs ievērojami, nekādēļ Mārtiņas sacīja Eiropas uh, potenciālais uh, iegums, šī, šī dinamika ir ievērojama. To jau neviens manās īsti precīzi atspoguļot pat labam nevar, jo pirmkārt uh, šādu integrētas ekonomiskas zonas izjūkšanu līdz šim neesam piedzīvojuši. Kā pārcēlties šis piegājuši ķēdes un tā tālāk, tas ir jautājums. Dažreiz arī citi pētījumi, Nīderlandes pētījums, ka būs tikai uh, Tad nu, Eiropas IKP kritīsies par 0,6%, tikai dažādi citi, varbūt statiskāk modeļu gadījumā un tā tālāk. Par konstitucionāliem jautājumiem pašā Eiropas eh, valstī Lielbritānijā. Neskatoties uz to, ka mm, Lielbritānija atsevišķas pārvaldības struktūras eh, Velsā, Ziemeļīrijā un Skotijā, Nu, Diezko liela politiska resonanse šis jautājums, eh, protams, par to, ka Skotija un Ziemļīrija nobalsojas par, izvērsīs nav. Tagad Skotijas eh, parlaments šodien visticāk pieņems eh, es kontinuitātes tiesību aktu, tālāk tas nonāks augstākajā tiesā vai arī Westminster var, var noraidīt šo Skotijas parlamentu tiesību aktu. Māris Bobs un Financial Times sacīja, ka mums tagad ir tāds mierīgs pilsoņu karš jau sācies. Nu, nevajadzētu šo politisko aspektu aizmirst. Tas eh, nākotnē spēlēs lielu lomu. Lai es kā skotiet par skotu viskiju komentēju, tā, kad es studēju ekonomiku, cenām augot, pie, maina, pieaug arī pieprasījums, un, protams, tarifu un netarifu barjeras naudas pēc cenu pieauguma. Paldies! Nu, es mēģināšu vienā apakā teikt pavisam īsi uz visiem jautājumiem atbildēt. Pat Dēļ Mārtiņa jautājumu par izcelsmes eh, noteikumiem, izcelsmes normām. Ja vietējais eh, konkurence eh, sūdzēsies, ka, piemēram, Koreja dod priekšroku Lielbritānijai pārējais posma laikā, neskatoties uz to, ka tā vairs nav Eiropas Savienības dalība valsts un, un tehniski vairs nav daļa no līgums tās pusēm, vai tā būtu problēma, es nezinu. Jautājums labs, tas, ko es varētu atbildēt, ir tā, tas, ka. Nu, mēs ticams, ka tas varētu būt par PTO konfliktu, strīdu jo laiks, kas būtu nepieciešams, lai noslēgtu PTO strīdu, būtu ilgāks nekā pāris posms. Tā kā tas tiešām nebūtu neviena interesēs, un to tā rīkoties. Ja jūs pieminējat pie, mini automašīnas, nu, pieņemsim, ka motors tiek ražots eh, Lielbritānijā, tālāk tas tiek nosūtīts uz Lielbritāniju, uz Dienvidāfriku, tas tiek uzsūtīts uz šasīs, un tālāk tas viss jau caur Eiropas saimniekā atpakaļ uh, Eiropas Savienībā, balstoties uz uh, Eiropas Savienības un Dienvidāfrikas nolīgumu. Nu, te, ja mēs runājam par kumulatīviem aspektiem, tad mašīnu varētu uzskatīt par Eiropas Savienības produktu, bet uh, nu, varētu arī nē. Par avotiem runājot, no kurienes nāk man informācija, kā es zinu, ka dažas valsts uh, sūdzēsies. Pirmkārt, teikšu tā, viens no iemesliem, kāpēc esmu pārliecināts, ka daudz dalību valstis uh, nu, tur sarostīsies, lai panāktu kaut, kaut kādas uh, um, atlaides, e, nu, būtu nolaidīgi tā nerīkoties. Nu, Viņu nacionālās interesēs būtu dabūt kaut kādas atlaides no Lielbritānijas, maksimāli izmantot šo, šīs iespējas, un viņas tā arī darīs. Par valstīm, kuras jau ir sūdzējušās, vai kuras e, ir uzsvērušas, ka tās piecertīs kāju, tā teikt, mēs zinām, ka viena no tām ir Koreja. Tā visa telegrāfa par to teiks viens atkal un atkal. Man ir abot valdībā, kuras es nevaru atklāt, bet eh, katrā ziņā viņi arī turpat to dzirdējuši. Dienvidāfrika otra valsts, kas jau ir pacēlusi savu balstu, par to bija informācija avīzē Times. Viņi apgalvo, ka meklēs augstākus tarifu kodus, kā arī piekāpšanās iespējas lietā. Šī jaunā vienošanās starp Lietuvā un Eiropas Savienības tā ir spēkā tikai pirmdien kā šīs valsts reaģēs tālāk, un nu, tad jau turpmākajās nedēļās un mēnešos redzēsim. Bet informācija no Eiropas Savienības ienāksies, ienāksies liela nokavēšanos, tā kā redzēs, kas tam viss notiks tālāk. Nu, attiecības ar Jaunzēlandi un brīvās tirsniecības nolīgumiem. Lielbritānija būs saistošas uh, visas lietas, kas izriet no tā ka tā vēl joprojām uz Eiropas Savienību. Jā, ar gaļu to jau visvairāk patērē, lai metāniešu ārkārtā tas tāpat būs arī pārējais plasmā. Ķīna un ASV, ja tās ir tie lieli eksportētāji un tām nav tirsniecības nolīguma, nu tā gluži nav. Šādi tādi līgumi jau mums ir gan ar Ķīnu, gan ASV. Ar Ķīnu mums ir vienošanās par autorizētu ekonomisko operatoru atzīšanu, sastapju atzīšanu Un nu, ir vairāk nolīgumi ar ASV, kas sekmē tirsniecību par bielisko lauksaimniecību. Viens ir produktiem tātad un sešiem citiem sektoriem. Tā kā, nu jā, nav nepieciešams visaptvarošs tiesniecības nolīgums, tad nav tā, kā mēs tagad tirgojamies, nu, pilnīgi balstoties brīvu gribu un viss. Vispētot, jā, joprojām pirksim skotu viskiju, pat ja būs tarifs, tam uzliks no tiesa. Bet iemesls, kāpēc Skotijas eh, viskija asociācija vēlas eh, noņemt 150% tarifu, kas eh, varētu tikt uzlikts veiksmē gadījumā, jo viņi pārdos vairāk, jo cenas tomēr reizēm, ja tarifi krītās, tad nevienmēr tas nozīmē, ka patērētājiem šis pēc rūtāk nopirkt, bet ja ceļās, tad nu gan. Un pēdējais kolēģis. Nu, ar Skotiju man nav, nav nekāds darīšanas, tāpēc paklusēšu jautājumā par Skotu viskiju, bet par scenārijiem. Uh, Jūs uzdevāt divus dažādus jautājumus. Kas, mūsuprāt, ir ticamāks scenārijs un kurš, mūsuprāt, būtu nu, vēlamāks? Un nu, es noteikti uzsvērtu, ka visdrīzāk tā trajektorija, uz kuras vēl atrodas Lielbritānijas un Savienības um, sarunas, ir partnerattiecības, padzēnas tirsniecības uh, attiecības, kā arī sadarbība aizsardzības un jautājums un iekšlietās. Es personīgi domāju, ka gan runājot par Ziemeņīrī, gan arī par savienības interesēm, ja iespējams panākt vienošanos par muitas savienību ar Lielbritāniju, tas nāk par labu gan Lielbritānijai, gan Eiropas Savienībai, bet, protams, te vēl jāsako iekšējām diskusijām pašā Lielbritānijā. Lūk, kā par jautājumu saistībā ar izcelsmes normām. Un kādēļ Eiropas Savienības Lielbritānija nevarētu ielikt pietiekami daudz vietējā rakstura satura produktā, lai to uzskatītu par uh, Eiropas produktu. Nu, tas ir kompāniju uh, ziņā, uzņēmumu ziņā esošs lēmums, vai pieaugs uh, birokrātija, tarifi, vai to pietiks, lai attiecīgi viņi pār, piegājuši ķēdes pārceltos, lai viņi savus uzņēmumus pārceltu. Kāds nesenas pētījums par Eiropas uzņēmumiem liecina, ka aptuveni 50, 15 līdz 20% no šiem kompānijām jau veic izmaiņas piegājušas ķēdēs. Nu, Nebūs tā, ka viss vienā vilnī nu, aizies prom no iebatānijas pa soli pa solim. Nu, atsevišķas kompānijas to varētu arī gan. Trešais jautājums, vai šis neskaidrības periods tiek mērķiecīgi uzspiest ar Lielbritāniju, lai vairot spiedienu sarunās, uh, Mēs esam redzējuši abās, no abām pusēm, ka nu, sarunas balstās pārsvarā uz eh, politiskām, nevis ekonomiskām interesēm. Tas, kā tās tiek strukturētas. Tikai beigās ar izstāšanās līgumu būs skatība, kas notiks, un līdz tam brīdim būs augsts augst nedrošības neskaidrības līmenis, līdz pat uh, eh, parakstīšanas un ratificēšanas brīdim. Šī neskaidrība būs no abām pusēm, gan no Eiropas Savienības puses, pēc cik abi jautājumi ir saistīti, bet arī no Britu puses, eh, kur pastāv zinām politiska neskaidrība. Vai izstāšanās nolīgums eh, tiks ratificēts un pilnībā pieņems eh, Britu parlamentā? Un ceturtais un pēdējais jautājums par aviāciju. Interesants jautājums, jo tas saistās ar Eiropas saimnības nolīgumiem, kas neatiec tikai uz tirsniecību. Cik es saprotu, pārējais posmā aviācija nu, Eiropas Savienībā vienotajā tirgu netiks ietekmēti, jo šajā laikā jau Lielbritānija paliks vienotajā tirgu, tā skatā arī EASA, aviācijas aģentūras režīmā. Un kā šīs attiecības mainīsies, kā mainīsies attiecības ar tām trešām valstīm, nav skaidrs. No nu, preses ziņām mēs zinām, ka ASV jau ir vērstuši uzmanību šo jautājumu. Un ir piedraudējusi, ka, ka Britu pārvadātājiem būs sliktāk piekļuva ASV tirgiem nekā pat labi atbilstoši līgumus ar Eiropas Savienību un, Eiropa, un ASV. Tā kā iespējams, ka vēl cits trešās valsts tam sekos un ka Britiem būs grūti saglabāt eh, tādu pašu piekļuvu aviācijas tirgumu kā pat labi. Lielas paldies! Mēs esam guvuši ieskatu par ietekmi. Esam eh, apzinājuši arī izaicinājumus pārējais periodu laikā, Un tagad ir šāds jautājums. Kādas tad būs attiecības pēc pārējais perioda? Vai būs kaut kāds ceta tipa plus plus plus nolīgums, vai būs kāda cita veida attiecības? Jo īpaši saistībā ar muitas režīmu. Un tagad mums ir tāds ļoti pieredzējis eh, runātājs kas mums piedāvās dažas idejas par to, kā vajadzētu veidot attiecības nākotnē. Nu, pirmais būs Stefano Nama. Nu, tad, kas, un viņš ir vecākais eksperts. Lielas paldies priekšsēdētāji par iespēju e, pastāstīt par manu pieredzi, palīdzot valstīm tirzniecības sarunu laikā, un eh, jo īpaši saistībā ar Brexit man eh, tika lūgts piedāvāt eh, ieskatu nākotnes tirzniecības attiecībās. Pārējais perioda laik, beigās es domāju, ka gandrīz vairs nav šaubu par to, ka Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības muitas savienības. Un tas nozīmē, ka eh, Lielbritānija iegūs rīcības spēju um, tātad strādājot ar ārējām, ārējiem tirzniecības partneriem. Un šeit varētu būt runa par kaut kādu veidu brīvās tirzniecības zonām. Uh, no vienas puses tajās būtu Lielbritānija un trešās valsts, uh, un otras puses uh, ES un citas valstis. Un es gribētu pievērsties pat. Uh, pievērsties tādiem vienkāršākajiem jautājumiem, kas ir, piemēram, tarifa atcelšana un izcelsmes jautājumi. Manuprāt, daži iepriekšējie runātāji jau minēja vairākas konfigurācijas vai vairākas iespējas, kā varētu izskatīties šīs brīvās tirzniecības zonas, dziļākas, netik dziļas. varbūt kaut kas līdzīgs kā ar bijušajām brīvās tirzniecības asociācijas valstīm, piemēram, kā Šveice vai piemēram, kā tas ir eh, paredzēts nolīgumā ar Kanātu, visas šīs eh, iespējas varētu būt modelis, eh, ko varētu piemērot Eiropas un Lielbritānijas attiecībām. Tad otrs jautājums ir, kā varētu veidoties, kāds varētu būt saturs Lielbritānijas brīvās tirdzniecības nolīgumiem ar trešām valstīm. Uh, vai tie vienkārši atkārtos eh, to, kas ir rakstīts, piemēram, eh, Eiropas Savienības un citu valstu nolīgumos, vai tur būs kaut kas cits, varbūt cits formāts, cits saturs. Mēs jau daudz maz zinām, ko Eiropas Savienība ir piedāvājusi Lielbritānijai attiecībā uz izcelsmes eh, noteikšanas eh, noteikumiem. Piemēram, lai aizsargātu zivsēmniecību, tad varbūt varētu būt eh, liberālāka noteikuma attiecībā uz elektroniku un aprīkojumu. Vēl gan pastāv jautājums attiecībā uz automobīļu nozari, jo tur ir liela tirsniecības intensitāte. Tad ir tāds būtisks jautājums, kas ir saistīts ar šo noteikumu uzkrāšanos vai apkopošanu, jo ir skaidrs, ka ir jāpiemēro vienādi noteikumi. Un kas notiks, eh, kad Lielbritānija sāks sarunas ar trešo valstu partneriem pēc izstāšanās no Eiropas Savienības? Vai viņiem eh, būs eh, līdzīgi izcelsmes noteikumi, piemēram, kā Eiropas Savienībai vai nē? Nu, redzēsim, kā tas attīstīsies, jo pašlaik vismaz pareig, pašreizējās eh, tirzniecības ģenerāla direktorāta politikās ir dažādas iespējas. Mums būtu arī jāņem vērā uh, risks, kas ir saistīts ar uh, izstāšanos no sarunām vai kaut kādiem nepiedalīšanos šajā procesā. Mums būtu jāapskatās uz dažādiem scenārijiem. Uh, Eh, piemēram, varētu būt kaut kāda ambicioza scenārija, kas varētu tikt piemērot arī tiem nolūgumiem, kas jau ir noslēgti. Ja, piemēram, Liel... Eiropas Savienība vienojas ar ASV par izcelsmes noteikumiem, kas ir tādi liberāli, tad arī Lielbritānijā šeit varētu pavēsties um, lielākas iespējas. Parasti, ja tirzniecības virziens ir no ASV uz, Liel, uz uh, Eiropas Savienību, tad tur ir 3% muitas nodeva. Bet, ja kaut kas tiek sūtīts uz Lielbritāniju un tālāk uh, eksportēts uz ES, tad tur varētu vispār nepiemērot nodokļus. Un tad ir jautājums, cik maksās tādas sistēmas izveidošana lai nodrošinātu uh, vienoto no noteikumu piemērošanu, lai, piemēram, šāda veida scenārija nerastos, uh, tātad kā apiet vienošanās un sistēmu ar ASV. Kumulācijas problēmas varētu risināt. ka uh, Lielbritānija un uh, Eiropas Savienība vienlaicīgi vienojas par noteikumiem ar ASV, un abām pusēm tad varētu būt vienādi nosacījumi. Šī gadījumā tad varētu runāt par kumulāciju. Nu, bet tas nozīmē, ka no sākuma vienai pusē jau ir jāvienojas par noteikumiem, kurus tad pēc tam arī ir gatava otra puse pieņemt. Mm, Šīs varbūt ir tādas sākotnējas idejas par to, cik sarežģīti ir šie jautājumi, ar kuriem mums būs nākotnē jāstrādā, piemēram, kaut vai tikai saistībā ar tarifiem un uh, izcelsmes noteikumiem. Ja izcelsmes noteikumi ir vienādi, tad uh, varētu novērot kumulācijas fenomenu. Un tad jums ir jādomā, kā jūs vēlaties turpmāk plānot darbu. Vai jums ir vienādi šie nosacījumi vai uh, atšķirīgi? Iespējams, ka var šādu vienošanos, piemēram, par vienādiem nosacījumiem uh, panākt tikai attiecībās noteiktām nozarēm, piemēram, automašīnu ražošanas. Uh, līdzīgi pieeja varētu izmantot kaut kādiem citiem jutīgiem sektoriem, nozarēm, piemēram, tekstilizstrādājumu ražošanu vai kādiem citiem, kur abām pusēm varētu būt vienādas tirdzniecības intereses. Vēl viena iespēja e, ir e, pieļaut šo kumulāciju pat, ja izcelsmes nosacījumi nav vienādi. Šis ir jauns koncepts, kas vēl nav piemērots praksē. E, bet par to ir runa Āzijas un Klusā okeāna sadarbības ietveros. Un arī mums, no mūsu puses, ir liela interese par to, kāda veida uh, tirsniecības attiecības Lielbritānijā varētu būt ar vairākām citām valstīm, jo īpaši attīstības valstīm, un kā varētu izmantot preferenču sistēmu. Un šajā ziņā pirms gada Lielbritānijas eh, amatpersona ieradās pie manis un eh, jautāja, kā tad varētu būt labākie nosacījumi attiecībā uz attīstību. Un viens piemērs bija Kanādas ES eh, e izcelsmes prasības Viņi teica, jā, mēs varam vēl labāk. Jā, protams, ka to var darīt, bet tiek piemēroti vienādi principi. Ja jums ir vienādi izcelsmes nosacījumi Eiropas Savienībā un Lielbritānijā attiecībā uz uh, attīstības valstīm, tad kumulācija nevar nodrošināt. Bet tad ir jājautā, cik šajā ziņā ir svarīga šī kumulācija. un tad vēl ir jāizlem, vai jūs vēlaties pieļaut lielāku rivalizāciju vai lielāku šo te kumulāciju. Nu, tas ir tāds politisks lēmums. Un nobeigumā es gribētu uzdot vairākus jautājumus. Jo uh, lielākoties es sniedzu konsultācijas valstīm par tirzniecības uh, sarunām. Un šie ir jautājumi, uz kuriem var atbildēt tikai veicot tālākus pētījumus. Eh, es redzu, ka ir daudz pētījumu par ekonomisko ietekmi un Brexitu, bet nav daudz šo pētījumu, kas piedāvā risinājumus, eh, kā tad eh, organizēt, ko darīt tirzniecības sarunās, kā risināt kumulācijas problēmas, kā labāk noteikt piemērotas izcelsmes noteikumus, lai nepārtrauktu vērtību ķēžu darbību, lai nerastos problēmas uzņēmējiem. Viena iespēja ir izveidot tādu input-output matricu, jeb ievestā un izvesto preču un pakalpojumu matricu, lai redzētu, kas tiek importēts, kas tiek eksportēts uz Eiropas Savienību notrādi. Un šāda veida metodoloģija varētu labi parādīt, cik lielā mērā varētu izveidot uh, labākos izcelsmes noteikumus eh, brīvās tirzniecības zonā gan Eiropas Savienībai, gan Lielbritānijai. Manuprāt, jo ātrāk jūs sāksiet veikt šādus pētījumus, jo labāk jūs spēsiet pieņemt informēts pamatots lēmumus un eh, varbūt novērst kaut kādu stereotipu rašanos vai pārpratumus. It īpaši saistībā ar starptautiskās tirzniecības jautājumiem. Liels paldies! Nu jā, tā iespēja par brīvās tirzniecības zonu ar ASV, man liekas, ir diezgan nereāla. Es esmu lielu daļu savas dzīves pavadījis sarunās par TTIP, tāpēc varbūt, ka mums ir jādomā par citiem risinājumiem. Robertson kungs. Viņš ir BMW grupas īpašais pārstāvs eh, no Lielbritānijas. Lūdzu, dod jums vārdu. Paldies par uh, uzaicinājumu. Uh, mēs ļoti plaši darbojamies Lielbritānijā, kā jau tika vairākas reizes minēts. Uh, mēs tur ražojam mini, ļoti daudz dažādu veidu zinēju, kas tiek eksportēti uz BMW rūpnīcām visā pasaulē. Un principā šeit atrodas divi mūsu zīmoli - Rolls Royce un Mini. Kopumā Mums ir vairāk kā 8000 tiešo darbinieku un 24000 dīleru un dīleru darbinieku. Un, protams, mēs arī vēl atbalstam uh, cita veida nodarbinātību. Bet, nu, uh, principā jāsaka, mums ir pilnībā integrēta ražošanas sistēma, Eh, jā, šie dzinēji tiek pārvietot no vienas ražotnes uz otru, mēs saņemam kaut kādas eh, daļas, eh, tās tiek saliktas kopā, vai mēs nodrošinam dzinējus no mini rūpnīcas Lielbritānijā uz rūpnīcu mm, Nīderlandē. Nu, bet principā ar to es gribu teikt, ka mums ir ārkārtīgi integrēta cieša piegādes ķēde, ko esam veidojuši vairāku gadu laikā. Un Šī ir tāda ļoti tipiska situācija arī citiem ražotājiem. Lielbritānijā apmēram 1,6 miljoni automašīnu tiek izgatavots gada laikā, un liela daļa no tām tiek eksportētas uz Eiropu un mazākā mērā uz citām pasaules daļām. Un eh, mēs dodam lielu ieguldījumu Lielbritānijas ekonomikas attīstībā, bet arī uh, eksporta bilances nodrošināšanā. Mm, jāsaka, ka mums tiešām ir šīs lielas aprits plūsmas. Katru dienu mēs eh, saņemam 260 eh, un nosūtam 260 eh, automašīnas, smagās automašīnas ar kravu. Un šī loģistikas plūsma ir netraucēta, mums ir ļoti laba loģistikas sistēma, mēs neglabājam lielus krājumus, piemēram, ar daļām vai uh, ļoti daudz automašīnu. Šeit jūs redzat arī datus. Protams, ir arī automašīnas, kas Lielbritānijā tiek importētas, un minī tiek eksportēti uz citām valstīm. Uh, No 3 miljoniem, ko esam pēdējo gadu laikā saražojuši, 2 miljoni tiek eksportēti, un katru dienu divu vilcienu sastāvu pamet Lielbritāniju un dodas uz Eiropu vai uz citām pasaules daļām. Līdzīgi eh, arī ir eh, attiecībā uz citām rezerves daļām. Tātad gan attiecībā uz gatavām precēm, gan uz sastāvdaļām, rezerves daļām eh, mums ir ļoti integrēta sistēma, un tas ir ļoti tipiski Lielbritānijas automašīnu ražošanas nozarē. Tad ļoti jauks attēls, kā jūs redzat. Es sagatavoju šo slaidu, jo pēdējās stundas laikā esam daudz dzirdējuši par Eiropas Savienības dalību valstīm un PTO. Kā jūs redzat, šeit ir sāpes dažādās pakāpēs. Mēs pārējām no zaļā uz sarkano. Un Eiropas Savienības sistēmā viss ir zaļš, bet PTO principā gandrīz viss ir sarkans. Protams, mēs varam runāt par daudziem un dažādiem variantiem, par labākām iespējām, par brīvās tirzniecības nolīgumiem, par vienoto tirgu, par uh, muitas savienību un tā tālāk, bet kā uzņēmējs man ir viena alga, kā to sauc. Mums ir prasības, kas ir jāievēro, lai ražošana un tirzniecība turpinātu netraucēti darboties. Un ir jāsaka, ka tas, kas ir pieejams slaida augšpusē, tas ir tas, kas virza mūsu uzņēmē darbību uz veiksmi. Vairāk iepriekšēji runātāji minēja, kāpēc Eiropai vispār būtu jāuztraucas par šīm lietām. Kā es teicu, ir daudzas sastāvdaļas, daudzas daļas, kas šķērso robežas, ir daudzas gatavās automašīnas, kas šķērso robežas, ir daudz rūpnīcu abās uh, kanāla pusēs. Un varētu būt tā, ka ir ne tikai tā, ka, piemēram, daļu ierašanās vai ieviešana Lielbritānijā varētu būt grūtāka, bet arī otrā virzienā varētu rasties grūtības. Un ja šie apstākļi nav labvēlīgi, ja nolīgumā prasības nav uh, labvēlīgas, tad mēs tuvojamies slēda apakšējai daļai. Un man tiešām uh, lielas bažas rada tas, ka mm, ir tāda sajūta, ka brīvās tirzniecības nolīgums uh, atrisinās daudzas problēmas. Bet es gribētu teikt, ka uh, tas nav daudz labāk kā PTO, jo joprojām būs muitas pārbaudas, jo būs jautājumi, būs kavēšanās uz robežas, būs jautājumi par saturu, par regulējumu. Tāpēc, jo vairāk jūs saprotat detaļas, jo, kā jūs zinat, viss slēpjas detaļās, un cilvēki pa labi, viņi ir eksperti detaļu jautājumos, un es jau esmu tikai uzņēmējs. Uh, Un man liekas, ka mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem politiskā ziņā, norādot uz to, kas tad varētu būt labs rezultāts, jo mēs varam saskarties ar neparedzētām sekām, jo viss slēpjas detaļās, kā jau mēs to nu pat dzirdējām. Riski ir principā skaidri, par to jau ir ļoti daudz runāts, vai tie ir tarifi vai saturs vai kaut kādas kavēšanās pie, uz robežas, eh, regulējuma atšķirības. Par to netika vēl minēts, bet mēs uzskatām, ka ir nepieciešama vienota regulējuma vide, līdzīgi kā mm, Lielbritānijas premjerministra runāja par lauksaimniecību vai par uh, aviāciju. Arī automašīnu ražošana ir globāla nozare un ir nepieciešami, ja ne globāli, tad vismaz Eiropas līmeņa standarti. Un ja būs vēl kaut kādi papildus standarti, tas nav loģiski, jo radīsies apstiprināšanas problēmas un citas problēmas, kas nebūtu, nedod nekādu papildu vērtību gala patērētājiem. Līdz ar to regulatīvā konverģence ir ļoti svarīga. Un nobeigumā kā jau es teicu, prasības Mums ir definīcijas, un šajā telpā ir eksperti, un, visas, un viņi mums stāsta, kāda ir atšķirība starp eh, muitas nolīgumu vai muitas savienību un brīvās tirdzniecības nolīgumu. Es neesmu eksperts šajās lietās, bet mūsu mērķi eh, pārstāvot automašīnu ražotā, ir nodrošināt pilnīgu regulējumu saskaņošanu, tarifu atcelšanu, eh, robežu bez šķēršļiem, lai nebūtu kavēšanās, jo, piemēram, Mūsu automašīna aprite, smago automašīnu aprite ir 260 katru dienu, bet kopumā varbūt mūsu nozarē ir 2000 šādu automašīnu, un jebkuri traucējumi ne tikai traucētu, bet arī maksātu lielas naudas summas. Ja kaut kāds vietējais saturs netiek pieņemts, tas nebūt, mums nepalīdzētu. Dažāda veida izcelsmes nosacījumu kumulācija arī radītu problēmas, jo īpaši saistībā ar trešo pušu partneriem. Un tā visa pamatā, protams, arī vēl ir jāatceras, ka ir jānodrošina piekļuva talantīgiem un mobīliem darbiniekiem. Protams, ka mēs varam risināt un strādāt pie visiem šiem izaicinājumiem, bet e, abās pusēs ir jābūt zināmai uzticībai, lai apzinātos šīs prasības un atrastu politiskus un ekonomiskus risinājumus, kas ir pieejami, bet, kā jau minēju, viss slēpjas detaļās, jo kāds cits jau teica, ka jā, mēs atbalstam šo 21 mēnesi īstenošanas periodu, bet gada laikā būtu jāpanāk zināma skaidrība par to, kāds tad izskatīsies gala lēmums, jo pretējā gadījumā mums vēl būs divi neskaidrības gadi, kas nav neviena interesēs. Paldies! Lielas paldies jums! Mēs, eh, parlamentārieši, darīsim eh, visu, kas ir mūsu spēkos, lai tiktu rasts eh, pozitīvs risinājums, bet, nu, atcerieties, ka, piemēram, sarunas ar Kanādu ilga septiņus gadus. Nu, nāksies jums mazliet uh, saņemties. Nu, jā, jā, centīsimies. E Kristofs Laitais, Eiro Čambers eh, priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Nu, tiešām iespaidīgi, eh, fantastisks eh, piemērs, ko mums sniedza BMW pārstāvis. BMW ir pasaules, pasaulē pazīstams tāds Eiropas vēstnieks zīmols arī manā zemē, manā reģionā. Miljons dzinēju BMW saražo Un nu šeit mēs esam liecinieki tam, kādi milzīgi spēki šeit, šeit saduras, un dāma pirms brīža vaicāja, kas būtu tas loģiskākais, kas būtu iespējamākais un kāds būtu vēlamākais scenārijs. Nu, centīšos atbildēt. Loģiskākais scenārijs būtu palikt Eiropas Savienībā. Visiespējamākais, visticamākais izstāšanās. Kaut kāda, uh, bet tomēr izstāšanās. Un visvēlamākais ir uh, minimizēt uh, izstāšanās izmaksas un uh, palikt draugiem un ciešiem partneriem. Minot To visu es runāju arī kā pārliecināts Eiropietis savā sirdī. Brexits ir arī emocionāls jautājums. Tas ir gluži kā ģimenes loceklis, kas mūs grasās pamest, uh, lai neatgrieztos. Bet no otras puses mums ir jāapzinās, ka Eiropas Savie, ka apvienoto karalisti vienmēr ir interesējusi tikai saimnieciskā uh, puse līdzdalība Eiropas Savienībā. Ne politiskā, ne vīdes, ne, ne sociālā, nekāda cita uh, plāksne uh, Lielbritānijai nav interesējusi. Un līdz ar to mums jāatzīst, ka nu tad šādā plāksnē arī rīkosimies. Jo tā liecina mm, analīze tāda ir, ir vienkārši tā rūktā patiesība. Nesen biju Londonā. Es piedalījos arī pret Brexita demonstrācijā pie parlamenta Vecminsterā, vicināju Eiropas karogu tur. Eh, nu, bija pagrūti, bet nu, vienalga nekas no tā nesanāca. Un runājos arī ar tirzniecības ministru, ar rūpniecības ministru. Un viņi nezina, viņiem nav nojausmas par to, ko darīt, jo valdība uh, ir, ir sašķēlusies dažādās viedokļu grupās, un, un opozīcijai ir vēl pilnīgi cita pozīcija, cits skatījums uz, uz, uz, uz notiekošo un vēlamo. Tas, ka viņi apgalvo, ka vēlas piedalīties vienotajā tirgū, bet tāpat laikā izstāties. Viņi negrib muitas savienību, bet neaiztieciet muitas savienību, lai paliek vietā. Nu, kā tas ir iespējams? Tas nav iespējams, tas nedarbojas, tas nevar darboties. Nu, reiķināsimies ar skaitļiem. 50% Britu eksporta nonāk Eiropas Savienībā. 5% no kopējā Eiropas Savienības eksporta iet uz apvienoto karalisti. Nu, tas eh, vien eh, par kaut ko liecina. Te pat nav runas par to, kurš eh, cietīs lielāku uh, skādi. Uh, runa ir par to, kā mazināt šo kaitējumu. Uh, Eh, meklēt risinājumus, lai mazinātu un minimizētu netarifu barjeras, lai iestātos par MVU interesēm, kuriem līdz šim eh, tātad apvienotajā karalistē daudz mazo video uzņēmumu, kuriem, kuri savu mūžu nav aizpildījuši nevienu muitas deklarāciju, kuri nepazīst tādas lietas vispār, un tagad viņiem tā kļūst par realitāti, mums viņiem ir jāpalīdz. Robertsona kungs Uh, stāstīja, kā tas viss izskatās no lielas globālas korporācijas uh, viedokļa. Uh, nu, es drīzāk iestājos par mazajiem uzņēmējiem un, un viņu skatījumu. Mums ir nepieciešamas maksimāli ciešas saimnieciskās saiknes un attiecības. Tas viss, protams, maksā naudu. Te neatņemams komponents ir izmaksas un mani kolēģi eksperti eh, to labi apzinās, man tas pat nav jāatkārto. Tikai 100 miljoni muitas deklarāciju. Ik gadu būs eh, sagatavotas izcelsmes certifikāti Skaitļos Čečīnijas ziņojums norāda, ka 5 līdz 10 miljārdi eiro, nu, diezgan apaļš, apaļš cipars, bet tas iet kopā ar mm, to, ka šeit būs vajadzīgi vismaz desmit tūkstoši ierēģņu, muitnieku, kas, kas uh, sēdēs muitas Eh, pārvaldēs un, un, un ar to visu darbosies. Nu redziet, kāda fantastiska nodarbinātības veicināšanas programma. Padomāsim par to. Tāpat arī visas puses minēja vienu atslēgas vārdu - neziņa, neskaidrība. Eh, tieši tāpēc ir būtiski noteikt skaidru datumu un vienoties par to, kā nu tagad būs. Labi, pārējais periods ir pārējais periods, bet kas būs pēc tam? Uh, tā ir tā neskaidrība, par to ir tā neziņa. Uh, uh, kas sagaidīs uh, Britus, kas sagaidīs Eiropas Savienību, kas sagaidīs mūsu tirzniecības partnerus, kas ar mums ir saistīti brīvās tirzniecības noliegumu saitēm? Kādas, ar kādām pārmaiņām būs jārēķinās viņiem? Neviens uz to nespēja atbildēt. Politiķi bārsta po populistiskus lozungus. Uh, nē, Tas ir mūsu, mūsu pienākums, mūsu atbildība. Es runāju par mums uzņēmējiem, par Eiropas biznesa aprindām. Tāpēc ir eh, žēl, ka ir tā kā ir, bet mums ir jārīkojas, lai minimizētu negatīvo ietekmi. Es ceru, ka Eiropas Savienība mūs pavadīs un mums palīdzēs, it īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmējiem. Uh, Eh, izkuģot cauri šiem, šiem nemierīgajiem laikiem. To saku arī mūsu britu draugiem, kas šodien ir šeit. Tiešām, tiešām no visas sirds ceru, ka arī nākotnē mums būs labas, lietišķas, ciešas, eh, draudzīgas biznesa saites un mūs vienos eh, joprojām tāda, tāds kopīgs eiropeisks skatījums. Paldies! Jā, par mazajiem vidējiem uzņēmumiem mums, mums šeit ir, ir, ir vēl viens pārstāvis, kas, kas alaži iestājas par MVU. Bet neapšaubāmi šeit ir arī kādas citas intereses, proti darba ņēmēju intereses, industriola Eiropas ārotbiedrību asociācijas pārstāvim vārds. Paldies, eh, paldies, ka uzaicinājāt arī mūsu šo uzklausīšanu. Divus slaidiņus uz priekšu lūdzu. Nu, kas mēs esam, ko mēs pārstāvam? Mēs eh, pārstāvam uh, Eiropas uh, ražošanas nozars uh, darba ņēmējus. Uh, Šodien uh, mūsu rindās ir apmēram 7 miljoni strādājošo piegādes ķēdē, uh, uh, ķīmiskajā enerģētikas uh, ieguvas rūpniecībā, un vairāki uh, no runātājiem jau norādīja, cik būtiski ir šajā situācijā apzināties to, kāda ir patiesā situācija uh, rūpniecībā Eiropā un cik ciešas saites mums vie, mūs vieno Uh, Eiropas 27 valsts un apvienoto karalisti. Es domāju, ka Ians eh, BMW pārstāvis ar saviem piemēriem mūs, mūs eh, tiešām eh, atmodināja. Runa šeit ir nikai, ne tikai par autobūvas nozari, bet arī vairākām citām lielām nozarēm, kur šīs saites ir ļoti ciešas un nesaraujamas. Eiropā cita starpā ir, ir uh, uh helikopteru ražošanas uh, mm, reģions, un viena helikoptera ātrumkārba šķērso uh, Lamanšu kādas 8-9 reizes šurpu turpu, pirms tā tiek pilnībā salikta un gatava uzstādīšanai. Uh, gatavā produktā. Tāda ir šī realitāte. Tā darbojas mūsu ražošana šodien, šodienas Eiropā. Un Mums ir jāspēj pakāpties pāri ideoloģiskiem apsvērumiem un jāpievēršas realitātei. Ja tam visam pa vidu tagad eh, nostāsies tarifi, barjeras, nodevas, eh, tad saprotiet, kādu ietekmi tas atstās. Līdz ar to Eiropas eh, ražojošajai rūpniecībai ir būtiski saglabāt šo, šo integrēto piegādes ķēdi, lai tirzniecība vienotajā tirgu uh, turpinātos, lai mēs virzītos uz regulā, regula, regulatīvo konverģenci, nevis attālinātos viens no otra, lai būtu savstarpēji mm, atzīti eh, izcelsmes atzīšanas noteikumi mm, un atzīsim, lai arī brīva strādājošo kustība būtu iespējama ne tikai preču un pakalpojumu. Ir, eh, ir būtiski apzināties, ka Britu tautsēmniecība un Eiropas tautsēmniecība balstās tajās zināšanās, tajās prasmēs, eh, kādas ir mūsu strādājošajiem eiropiešiem, kas eh, pa Eiropu braukā šurpu turpu. Ja eh, pienāks diena, kad Briti vairs nevarēs piesaistīt prasmīgus, kvalificētus darbiniekus, inženierus no citiem Eiropas reģioniem, ja tas vienkārši vairs nebūs iespējams, tas smagi satrieks Britu no, nozara, Britu rūpniecību. Un gluži otrādi, ja mēs vairs nevarēsim piesaistīt Britu talantus, pētniekus, eh, inženierus, eh, arī mums tas būs smags trieciens. Lūk, par to tad ir runa pēc būtības. Tas ir tas sāpīgākais moments. Šeit mēs riskējam eh, padarīt visas šī brīža 28 valstis nodzīt sliktākā situācijā. Uh, Ķīnieši pa to laiku raujas uz priekšu ļoti agresīvi, Krievi, Brazīļa, ASV. Eh, ja mēs paši sev dzīvi tikai sarežģīsim, ne tikai Britiem, bet arī 27 eh, valstīm, ja mēs tagad šeit sāksim ieviest kādus tarifus, tad Eiropas produkcija vienkārši kļūs dārgāka un eh, konkurētnespējīgāka pasaules tirgū. Tā kā mums, kā arotbiedību pārstāvjiem, un jūs tas nepārsteigs, um, mums sociālie apsvērumi ir, ir, ir ļoti būtiski. Šā, šīs, šīs nākotnes eh, attiecības var aiziet tādā konkurences gultnē, eh, tādā lejupējošā spirālē, kad eh, abas, abas puses, Briti un Eiropas Savienība, aizraujas ar tādu mazāku solīšanu, lai, lai nodzītu uz leju cenas un gala izmaksas. Uh, Eh, tāpēc arī tas būtu jāpaturprātā mūsu attiecības veidojot ar, ar, ar Britiem nākotnē, lai nodrošinātu augstu uh, sociālo tiesību aizsardzības pakāpi. Es eh, pārstāvu šobrīd ne tikai 27 valstis, bet arī Britu ārotbiedrības, Britu rūpniecības pārstāvis. Mums e sociālā, sociālā aizsardzības politika uh, Uh, ir uh, mūsu ieskatā neatņemams uh, nākotnes jebkādu vienošanos elements. Otram kārtām, pavisam īsi, neizbēgami attiecībās ar ārējo pasauli tarifi, netarifu barjeras ir neizbēgamas. Uh, Eh, bet cietīsim mēs visi, ne tikai Briti. Eh, šo pirmdien mēs kopā ar ķīmiskās eh, rūpniecības asociāciju un, un, un Britu pārstāvjiem nācām klājā ar paziņojumu, kurā norādījām uz vairākiem būtiskiem izaicinājumiem, ar kuriem agri vai vēlu saskarsies ķīmijas rūpniecība Eiropā Brexit kontekstā. Un viens no tiem ir tieši šis sociālais aspekts. Um, ka šeit ir ļoti būtiski, absolūti būtiski nodrošināt vienkāršu, uh, saglabāt vienkāršu, efektīvu uh, administratīvo režīmu, um, ko cita starpā minēja arī BMW pārstāvis. Un neaizmirsīsim arī uh, pētniecību, izpētu un izstrādi. Eiropas Savienība kopā ar apvienoto karalisti nākotnē var saglabāt uh, pasaules novatoriskākā, radošākā reģiona um, statusu. Mums ir jāsaprot, ka akadēmiskajā ziņā, uh, pētniecības centru ziņā, šajā ciešajā sadarbībā, kāda ir izveidojusies Eiropā pētniecības struktūru starpā, uh, šīs saites ir, ir ļoti ciešas Un lielā mērā to, to visu finansē Eiropas Savienības, Eiropas komisijas atbalsta programmas. Arī tas eh, šajā plāksnē ir, ir jāspēj tā realistiski mm, padomāt, kā saglabāt šīs, šīs saites eh, kā eh, saglabāt finansējumu šīm sadarbības mm, programmām, lai mēs nezaudētu savu, savu novatorisma spēju. Uh, Tereza Mēja, viņas vārds ir piesaukts jau vairāk kārt, viņa ir uh, paziņojusi, ka būs tādi tā kā pieci testi pārbaudas jeb kādiem priekšlikumiem. Pirmām kārtām, vai priekšlikums uh, pasargā mm, cilvēku darba vietas un, un darba mm, šo, šo nodrošinājumu. Nu, ko tas īsti nozīmē? Tie tādi tukši vārdi. Pēc būtības šeit ir runa par to, lai mēs ar tarifiem un netarifu barjerām uh, Uh, cilvēkiem uh, neliktu zaudēt uh, darba vietas, neizdzēstu šīs darba vietas. Tereza Mēja tāpat arī velk visādas sarkanās līnijas, par kurām viņa lūk iestāšoties. Iens no BMW skaidri un gaiši pa, principā pateica, visas šīs sarkanās līnijas noved mūs pie Uh, viena loģiska iznākuma, proti sarunām par jaunu brīvās tirniecības nolīgumu no nulles. Un Barņē paziņoja par šīm te kāpnēm uz Brexita, šo ceļu uz Brexitu. Un viņš e, komentējot šos mējas priekšlikumus norādīja, ka tas padara neiespējamu e, jebkādu pat potenciālu, potenciālu sarunu uzsākšanu par, par e, Norvēģijas modeli vai Šveices modeli vai Ukrainas modeli. Uh, pat, pat Turcijas modelis kļūst neiespējams. Eh, mums te jāmeklē tālāk pasaulē. Kanāda, mm, eh, Koreja var, var, var tad kalpot kā, kā šablons. Eh, un mēs, kā arotbiedrības Mm, tiešām aicinām to apzināties, aicinām visus, visus šeit Eiropas Savienībā, arī apvienotajā karalistē, mēs aicinām apzināties, vai jūs saprotat, ko patiesībā reāli eh, šīs eh, visas sarkanās līnijas, ko premjere te tagad eh, velk, nozīmē un nozīmēs jums, kā mm, uzņēmumiem, kā darba ņēmējiem. Mūsu izskatē brīvās tirzniecības nolīgums eh, cetai līdzīgs nebūs eh, adekvāts risinājums. Mums ir jāsaprot, ka apvienotā karaliste eh, agri vai vēl kļūs par trešo valsti, kaut arī mēs labi apzināmies, ka, ka tā ir pārāk īpaša, lai tā būtu kura katra trešā valsts, ņemot vērā tās ciešās saites, kādas mūsu starpā ir izveidojušās. Mm, šādā izpratnē nevaram tādu, tādu vieglprātīgu sirdi iet uz, uz brīvās tirzniecības nolīgumu kā, kā ideālu scenāriju, uh, ar ko vis, vis, visas problēmas tiks atrisinātas. Kas tad mums ir nepieciešams, un te, tūlīt arī noslēgšu? Mums ir nepieciešams uh, tiešām tāds ambiciozs sociālais komponents šajās sarunās, uh, kas eh, novērstu sociālo konkurenci, sociālo dempingu, kas eh, skaidri noteiktu tādus pretregresijas eh, punktus, kas noturētu šo, šī brīža standartu latiņu cauri Brexitam mm, lai šai pārējais periodā jauni uh, likuma projekti, kas, kas iegūtu tiesību akta spēku, būtu saistoši arī Britiem. Uh, un, un tādā veidā mēs neriskētu, ka pasliktinās šī situācija apus uh, Lamanšam uh, pēc Brexita. Uh, šeit es runāju par darba uh, laika ilguma direktīvu. Uh, par uh, strādājošo aizsardzību uh, eh, uzņēmumus aplūšanas vai pārņemšanas situācijās. Uh, šai ziņā mūsu nostāja ir viennozīmīga. Apvienotā karaliste nedrīkst un, un tā, tā nedrīkstētu uh, kaut kādā veidā uh, pazemināt šo standartu latiņu. Tā kā uh, nedrīkstam pieļaut to, ka sociālajie jautājumi, kaut kādi manevri sociālajā plāksnē šeit uh, Uh, kļūst par tādu ieroci vai, vai, vai argumentu tālākos kaut kādos uh, tirzniecības um, manevros. Paldies! Paldies! Paldies uh, deputātiem! Divas minūtes katram izskaties kodolīgi, jo laika mums nav pār pārējiem. Olī, pirmā kolēģi, jau paldies, nu tā tad. Domāju, par tirsniecību nopietni jāsaka, ka atklāt, ka Um, visos uh, tirsniecības nolīgumos ir daudz pretrunu. Un otrkārt, man ir tāda sajūta, ka ir praktiski tāda nerealistiskas gaidas. Uh, Jā, mēs visi vēlamies sagaidīt šo um, mīksto Brexitu, bet uh, abas puses vēlās ko atšķirīgu. Un, um, par scenāriju attiecībā uz robežām vēlos norādīt. Nu, labākais, protams, būtu, ja mums nebūtu nekāda robeža. Nu, skaidrs. Tas būtu ideāls risinājums. Un nu, tad eh, būtu labi, ja Lielbritānija nu, paliktu Eiropas saimnībā, ko tāds ir mazliet nevēlās. Un tādēļ man tiešām rodas jautājums. No visa saruna sākuma, tas sarunās par Brexitu, es tā īsti nesvarēju saprast, kā tad konkrēti Briti iztēlojas tātad šo te robežu starp mm, Ziemeļīriju un Īriju, kas reāli nebūs nekāda robeža, jo to nu, tā nebūs redzama. To neviens nevēlas, bet tomēr te būs, te būs Eiropas Savienība, tur vairs nebūs. Nu, tas iziet pār ārpus manas iztēlošanās iespējām. Tas, lūk, mans pirmais komentārs. Un, atkārt, Kā tad uh, Briti iztēlojas uh, to, ka viena valsts, kas uh, jau vairāk kā 25 mm, gadus te vai citā dzīvē ir atcerījusi, ka mēs nevēlamies sociālo hartu parakstīt, mums pašiem sava politika sociālā jomā. Tajā laikā mm, cits Eiropas nevis lai valsts arī to pieņēma. Un tad, tad tagad pēkšņi viņi saka, jā, mēs ne, nebūsim daļa no tā vai, vai, vai cita. Un, bet, bet, eh, bet man ir vairs sociālos uh, standarts. Tā kā no vienas puses viņi saka, mēs vēlamies, no otras puses viņi saka, mēs nevēlamies. Nu, tā kā Terēs smējas sarkanās līnijas, tā apmēram. Varbūt, ka drīzāk vajadzētu runāt par zaļajām līnijām, lai mēs kāds zinātu, par, par ko tad mēs varam runāt, nevis par ko mēs nevaram. Lūk, ja jūs to varētu man paskaidrot, tad es būtu ļoti pateicīgi. Paldies! Paldies, Mārtiņ kungs! Paldies, sakot, es šo pēdējo komentāru pilnībā piekrītu tam, ko sacīja Lūks par sociālajiem standārtiem un kā tos saglabāt. Es domāju, ka šeit jāsaprot arī tas, ka daudziem Brexit atbalstītājiem. Ja? Tā pamatoma, kāpēc būtu jāizstāsta Eiropas Savienības, ir atbrīvoties no šiem standartiem. Viņi sūdzās par uh, darba um, laika direktīvu un īslacīgi nosūtīto direktīvu un tā tālāk. Tā, cik nopietni viņš skatās uz šo te iespēju, ka pēc Brexita uh, Lielbritānija ne, nepazeminās sociālās standarts, vai varbūt to arī darīs. Es atbalstu viņu sacīto, bet reāli, ko te Eiropas Savienība varētu darīt šajā situācijā. Un otrs man tāds īsts jautājums. Uh, ir Antāla pārstāvim. Jūs norādījāt, ka valdībai šī te nostāties vēl uz globālo Lielbritāniju pēc eh, izstāšanās, bet eh, no Britu valdības pašo konkrēti neesam dzirdējuši. Un, pirmkārt, eh, vai ir tāds jās grafiks, kā to panākt līdz pāris posmu beigām, es ļoti šaubos par to. Nokārt, Mēs esam dzirdējuši to, ko, ar ko viņi vēlas noslēgt tirsniecības darījumus. Nu, viņiem, mēs paņemam ASV, ko jūs pieminējāt, piemēram. Un viņam ir Amerika First politika, Trumpa kunga visvadībā. Nu, es eh, ļoti šaubos, vai eh, ASV un Lielbritānija panāks labu nolīgumu. Paņemsim, piemēram, Indiju, ko pieminēja Britu valdība. Un nu, kamdēļ gan Britiem būtu jāgūst panākumu, tur, ka Eiropas Savienība pēdējo desmit gadu laikā nav spējusi rast vienošanos eh, sarunās ar Indiju nu, tur Britu intereses tarifu uz viskiju, piemēram, viens no kopšanas akmeņiem. Nu, citi jautājumi, kas kalpo par kopšanas akmeņiem. Vispēcot, kā tad būs tie produkti, ar kuriem mēs tirgosimies vairāk, ja mums būtu brīvas tirsniecības nolīgums? Es īsti nesaprotu, ko tad, eh, ko, ko tad, eh, kādas tirkus mēs eh, atvērsim un kādiem produktiem tad būs pie, labāk piekļuva nekā pat labāk. Un nu, vēl viens, viena lieta. BMW pārstāvjiem es pilnībā piekrītu viņa analīzē, bet vai valdība ieklausās jūsu sacītajā, vai viņi saprot to, ka, ja pat mēs nonāksim līdz brīvsvienības līguma, uh, stadijai mūsu augs būs sliktāks nekā pat labāk. Paldies, nākamais kolēģis. Paldies uh, priekšstādētājiem. Mūsu viesu interesēs, man jāuzsver, ka esmu britu konservatīvais. Tātad uh, esmu konservatīvās partijas pārstāvs. Jūtos šeit um, daudz nokautrējies. Nu, esmu viens no tiem, kas uh, netiešā veidā ir atbildīgs par visu šo jēzgu tā vai citādi. Pirms uzdod jautājumu, pieminiešu Kristofs sacīja to komentāru, kad viņš sacīja, ka Lielbritānija nekad nav tā pavisam investējusi, lai apzinātu politiskās sekas. Uh, kādas te bija integrēties Eiropas Savienībā, ka mums āloši vairāk interesējuši ekonomiskie plusi. Nu, patiesībā mēs esam valsts, kas ļoti lepni par to, ka mēs bijām vienotā tirgus izstrādes pirmsācēji. Mēs esam gatavi uzskatīt par mūsu izgudrojumu, mēs esam tā to lolojuši un palīdzējuši tam augt. Bet tam līdz nāk arī tā atziņa, ka uzņēmēji pieņem lēmumus balstoties uz šī vienotā tirgus uh, pilnveidu un, un, un darbošanos, un tādēļ pat labi atrodamies situācijā, kur eh, cilvēki man saka, ka, lūk, piemēram, vācu mašīnas, un nu, patiesībā tādas lietas kā tīra vācu mašīna nemaz nav. Nu, tās vismaz ir Eiropas vai pat, teiksim, pasaules uh, glabātības produkti, tā vai citādi. Tādēļ, ja mēs kā valsts nostājamies šādās situācijās, šādā uz šāda ceļa, tad mums ir jāatzīst, ka tas, ko, ko esam palīdzējuši radīt, mums uzliek arī zināmas saistības. Nu, kolēģi, vairāk no jums pieminēja arī tos um, nepārvaramos iekšējos konfliktus, kas uh, figurē uh, Britu politiķu izteikumos. Tur runā par skotu viski. Es uh, konstatēju, ka jo vairāk es uh, baudu šo produktu, jo vairāk es arī izprotu viņa argumentus. Bet pavisam īsti vēlos pieskarties tam jautājumu. Virsā tikai vienu minūtiņu, lūdzu. Pavisam īsi. Tiem ir kaut kāds delegācijas vadītājs. Es esmu un es esmu apmeklējis vissaržģītāko robežu kontrolas zonu pasaulē, kas pastāv starp Grūziju un Armēniju. To finansē Eiropas Savienība. Un izmanto vislabāko pieejamo tehnoloģiju. Un, un divu minūšu laikā tur ir īsākais brīdis, lai smagām šīs vēl cauri. Pat labāk mūsu automašīnas šarso robežu nulē sekundžu. Lūk, par to mēs runājam. Mums sagaida nu, vismaz divas minūtes tur būs un tā. Bet man jautājums ir pavisam no citas operas, tā teikt. Man valdība arī ir uzsvērusi, ka mēs izstāsimies no digitālā vienotā tirgus. Arī no, nu, ne tikai no kopējā tirgus, arī no digitālā. Un kāds būs šī pasākuma, šādi soļi sakas, jo sevišķi mēs domājam par zinātni un, un attīstību. Te nav runa tikai par autortiesībām un patentiem. Un te ir runa par uh, industriāli tādu jūtīgu datu ceļošana, tā teikt, ir pārēj. Te būs pilnīgi cits jūtiskais tas atvers, no nu, kāds tad būs eh, šīs pārējas eh, sekas. Helmuts Šulc, lūdzu. Nu, nu pat esam ķērušies vairs pie ragiem. Tad, ja, ja mēs runājam par mūsu nākotnes attiecībām un sākam uzdot tādus jautājumus, kurus nu pat pieminēja mans eh, kolēģis. Kā tad mēs nodrošināsim šīs sarkanās vai zaļās līnijas? Ja mēs runājam par parlamentu kopumā, tad mēs vēlēšu pieminam trīs nu, tādus svarīgākos pīlārus jautājumus, kas eh, jāaptur prātā visā sarunu gaitā. Pirmkārt, pilsoņu tiesības. Nu, tas ir sociālais aspekts, par ko mēs nu pat runājam. Zemiņīrijas jautājums, proti, robežu problēma, kas skar arī tirzniecību un mūsu nākotnes komerces attiecības. Un trešais jautājums par finansējumu, kas daļai arī saistās ar diskusijām, kas mums ir izvērsušās tagad šeit. Vēlos skaidri uzsvērt, eh, nolīguma nākotnē, protams, ir sevi jāietver arī Nu, līdzīgi kā TTIP kontekstā, mēs neesam gatavi atteikties no tām regulatīvajām tiesībām, ka būs uh, spēkā struktūras, kas uh, kontrolēs tās. Un nu, šeit ir runa par komerces tiesībām, tas ir Eiropas parlaments. Nu, parlaments un attiecīgās struktūras, kas tad ir pašiem tiem dalībvalstīs. Kāds būs strīdu risināšanas mehānisms? ko jūs sagaidāt no šāda nolīguma? Dažādi modeļi varētu pastāvēt. Te ir runa par visiem aspektiem, par ko parasti runa brīvās tirsniecības nolīgumā, bet drīzāk tāds arī būs. Mm, tad tas viss būs jānodefinē. Un tad ir skaidrs, kā Eiropa, kādiem jābūt Eiropas uh, savienības kritērijiem. Nepazemināt tos standārtus, ko esam panākuši sev iekšējā tirgu. Uh, kā attiecībās ar trešajām valstīm, tātad ārlietu jautājumus. Tas ir tas izaicinājums, un varbūt jūs varat atbildēt, kā jūs um, var augāties uz to atrisināšanu. Paldies, Kristofs, nākamais, paldies. Teorētiski tam būtu jābūt vienkāršākajām tirdzniecības sarunām pasaulē, sākumā es vai tā, ka tarifi ir nav, robeža ir nav. Netarifu barjeras, uh, kādi noteikti, nu, es noteikti vēlamies tādu pašu, kā jums jau, nu, ko tad? Tā kā tādā ziņā būtu jābūt vienkārši, bet eh, vienlaikus mēs šeit eh, runājam par eh, tarifu paaugstināšanu vai tiesacības barjeru paaugstināšanu. Problēma tālāk mēs pagaidām vēl nezinām, par ko tad īsti ir runa. Mēs gaidām, nu, kad tad, tad nāks klājā konkrēts detaļas. Un šajā sarunās parasti visi ir ieguvēji, un nu, šeit visi būs zaudētāji, slēdzamā ar izējas punktu. Nu, gaidīsim, kāds būs signāls no Londonas kādu nu, iekšējais tirgus nebūs. Satpējā atzīšana viņi to viņi vēlas. To var panākt vai nu uh, saskaņojot tiesību aktus vai uzlabojot regulatoru sadarbību. Vai ir kāds piemērs tik advancētā regulatīvai sadarbībai, jo par šerifu saimību, protams, kad pat par sevi garantē šo sastopīgu atzīšanu bez uh, nepārtrauktiem konfliktiem. Un nu, mēs sacījām, ka pat ja mēs tiecamies pie šīs saskaņošanas, ko, ja es pareizi sapratu, Baņēns sacītu, tad uh, nav tā, ka jūs varat izvēlēties, ko, ko pieņemt, ko nē. Nu, mēs nedrīkstam būt skarbāki pret Lielbritāniju, sāzumā to, ko esam darījuši attiecībā uz Ukrainu, Grūziju un Izraēlu. Viņi gūst piekļuvu tad, ja, ja viņi pieskaņojas. Nu, jautājums, kā būs jums? Tas pats attiecas mūsu draugu no arobiedrībām. Mēs nedrīkstam sūtīt atšķirības signālus Ukraiņiem un Britiem. Man tā viedokļa raugoties, ka Sociālajā jomā tur nav šīs saskaņošanas, nu, jautājums, ko te kolēģi pieminē. Mēs ceram, ka viņi pieskaņosies, protams, bet eh, tas nenozīmē, ka viņiem būs šāds pienākums. Un tas pats attiecas arī uz nodokļiem. Nodokļu konkurence Eiropas Savienībā pastāv. Vai mums patīk vai ne? Nu, kā mēs varam uzlikt eh, Britiem tādas saistības, ko mēs neuzliekam savām dalību valstīm? Vispēcot, neviens brīvas izniecības nolīgums vai kāda valsts pasaulē, kur vispār nav brīvas izniecības līguma nekā kaut kādas preferenču sistēmas. Mauritānija man nāca prātā, bet es redzu, ka pat viņiem tādai ir. Mēs pēc, bet neesmu merkantilists, bet uh, mums ir tirsniecības eh, pārpalikums, uh, arī deficīts, bet ar sarunā, tad, tad attiecībās ar ASV mums tāds ir. Kāpēc tad jāsāk sarunas ar ASV? Ja es saprotu, ka Trumps to vēlētos, bet kāpēc tas nebūtu nepieciešams Lielbritānijai? Kāpēc saukt ar Lielbritāniju? Vārds nākamajai kolēģei. Paldies priekšsādātāji! Man pavisam īsts jautājums. Korbina kungs ierosina muitas savienību. Ar Lielbritāniju, ka tā paliktu spēkā. Man liekas, pastāv spēkā īrijas problēma. Un tomēr Lielbritānija vēlas turpināt savu politiku. Un tad ir, eh, ko šeit domā sakarā domā uzņēmēju un arobiedrības. Vēlos vērsties pie abiem kolēģiem, kas pārstāv nozaru un arobiedrības. Kā jūs vērtējat Korbina ierosmi? Paldies! Un uh, spēcot man Gines skundzei, man tas uh, prieks dot vārdu. Paldies priekšsētāji, un man tas gods un prieks to izteikties. Esmu dārpusies zaļā. Es, uh, Mēs sanāksim Svētā Patrika dienu vēlāk, kas nigrieti, protams, kā par to vēl liecina man sarais apģērbs. Tad ir tikai dažas komentārus, jo mums pie vēl viena sanāk, kas saistās ar Brexitu konstitucionālo lietu komitējiem. Man ir pieminējies Brexitīts ir, es domāju, ka jūs ar to arī sapratīsiet, ko es to domāju. Bet nopietnāk izsakoties, nāku no tās eh, vēl tā, tā vēl te apgabala, kurš robežojas ar Ziemeļīriju. Tā kā es ļoti labi izprotu šos, šīs politiskās problēmas, un mēs tiešām norūpējušies, redzot šos slaidus, ko jūs prezentējāt, kādi dažādi priekšlikumi šeit figurē, jo es nespēju iztēloties robežu uz īrijas salas. Un es respektēju Ziemeņīrijas konstitucionālo vietu un lomu Lielbritānijas sastāvā, tādēļ es vēlos jūs aicināt tā, palīdzēt man saprast, kā mēs to panāksim, ņemot vērā Britu valdības sarkanās līnijas jo to saprast man tiešām ir ļoti grūti. Otrs mans komentārs būtu tāds, ka, kad vairs nespējuši uzlūkot helikoptēru tādām pašām uh, acīm, nedomāju par to, cik tā ātrumkārta daudz no ceļojas apkārt šurpu turpu. Un mēs tik daudz uh, spriežam par, uh, par tās uh, pasaules, uh, par, par pasaules detaļām, kur mēs dzīvojam. BMW man nav, bet, nu, interesanti uzklausīt jūsu prezentāciju. Neticami dati. jums taisnība, kādēļ šī argumenta neskanēja pirms eh, balsojuma par eh, izstāšanos. Tomēr par enerģētikas jomu. Daudz investējam, lai atrisinātu šo problēmu, lai mazinātu zaudējumus, kas būs Lielbritānijai un Eiropas Savienībai, bet nu, domāju, ka mums būtu varējuši tiešām panākt daudz labāku darījumu mūsu pilsoņiem, ja vien politiķi nebūtu tik nejauki, kā jūs piekritat, vai ne? And Mr. Da Un Dārnās kungs, paldies! Vēlos sveikt iepriekšējo runātāju par viņas ļoti daļrunīgo komentāru. Tik daļrunīgi komentāri starptautiskos tirdzniecības komitejā bieži vien neizskan. Neatkārtošu referendumā izskanējušos argumentus. Pieminēšu divus novērojumus, kas attiec uz uh, īrijas republikas problēma. Ir kāds interesants 43 lapušu dokuments, ko publicējis Eiropas parlaments aptuveni pirms pusotra gada, kur izklāstīts, um, kā nu, izvairīties no fiziskas robežas. Nu, varbūt, varbūt uh, tik, nu, ieteikt iemest to šāds dokumentā, kur tas uh, Maginas kundze saka, ka bija tajā sanāksmē, kur šis dokuments tiek stādīts priekšā, tas mums problēma neatrisina. Atļaušos šo argumentu, varu pagriezt nedaudz citādi. Labi, kungs, starp citu, paldies jums par teicamo prezentāciju. Manā grāmatā, ko, protams, te neviens nav lasījis, bet uh, es tur startēju par dažā, 11 dažādiem scenārijiem, kas Eiropas saimnībai ir pat labi spēkā tirsniecības eh, partneriem, sākot ar, ar pienu līdzlību, līdz uh, muitas savienībai, līdz priekšsēdniecības nolūgumiem un tā, un tā tālāk un tā joprojām. Un te kungs pieminēja vēl, vēl vienu. Tāds kā kripto tirsniecības nolīgums, kas mums laikam ir esot ar Ķīnu. Nu, šo jauno kategoriju pievērš klāt eh, nākamajā savas grāmatas laidienā. Man pienāca, ja prātā tāds paradoks. Mēs varam teikt, kas balsoja par Brexitu, un es, piemēram, un citi 17 miljonu, nedaudz vairāk cilvēku nobalsoja par to. Mēs uzskatījām, balsojām par tirsniecību un brīvu tirsniecību tie, kas eh, balsoja par, nāca klajā ar dažādiem apstākļiem, kas eh, robežojas ar draudiem dažkārt. Nu, varbūt varam atgriezties pie tirsniecības un brīvas tirsniecības aizmirstot par šķēršļiem. Paldies! Protams, mēs visi esam Eiropieši no šaubu par to un mēģinam panākt pēc iespējas labāku risinājumu. Mm, izskanēja svarīgi jautājumi. Magenes kundze pieminēja vienu no tādiem, jo nu, tie pagaidām vēl nav atrisināti. Nu, tad tagad vārds atkal ekspertiem, divas minūtes katram. Sākšu ar vienu novatanu, viņam ir jāatstāj šīs iesmēgās tāpas nedaudz ātrāk. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Atbildot uz uh, Irijas deputātas jautājumu, mēs kā BMW pirms referendum ļoti skaidri norādījām savu pozīciju, kritizējām šo ideju vienā vai otrā veidā. Es gan šeit nerunāju par politiku, es ticu demokrātijai, un es saprotu, ka tagad mums ir jārod risinājumi situācijai, par kur jau ir nobalsots. Runājot par komentāriem, eh, ko es minēju, manuprāt, šīs ir ražošanas realitātes Eiropas kontekstā. Mēs pārstāvam, piemēram, automašīnu ražotājs, bet tas pats attiec uz lauksaimniekiem vai uz aviācijas nozari. Tāpēc, kā uzņēmēji, mēs mēģinam rast atbildes, ticot saviem politikiem, eh, ka viņi spēj saskatīt abas puses, lai izvairītos no kaitējuma abām pusēm. Manuprāt, otrs jautājums, par kuru es gribētu komentēt, ir saistīts ar valdību ir daudzas iespējas um, uzņēmējiem iedarboties ar valdību, sākot jau ar premjerministri, bet beigu beigās mēs nonākam pie diskusijas kuluāros, un es īsti nezinu, kas tad notiek šajās politiskajās pēcdiskusijās. Jā, bet nu vismaz ir gatavība uzklausīt, bet kas notiek tālāk, manuprāt, jums būtu jājautā politiķiem. Manuprāt, mēs runājām par daudziem konkrētiem jautājumiem, bet tagad es atgriežos pie tā, ka mums nevajadzētu pieturēties pie definīcijām, skatoties atpakaļ. Mums ir jāskatās, kādas ir abu, kāda ir abu pušu mērķi. Un no uzņēmēja darbības vai ražošanas viedokļa mums ir jāatrod piedāvājums, kas darbojas. Varbūt nevajag koncentrēties uz vienu vai otru risinājumu, bet mērķi visiem ir skaidru. Man liekas, ka visi uzņēmēji tos atbalstītu un tagad ir jāatrod politiskā atbilde, lai nodrošinātu labākos rezultātus abām pusēm. Paldies, Štefano, lūdzu. Paldies. Sākšu varbūt ar ASV kā ar piemēru, mm, kas saistīts ar tehniskām problēmām. Līdzīgas problēmas varētu rasties, piemēram, ja Lielbritānija mēģinās vienoties uh, par jaunu līdzīgu vienošanos ar Koreju. Protams, ASV ambīcija līmenis ir vēl augstāks, nu, dzirdot to, ko es dzirdēju šodien, manuprāt, ir tāda liela tendence uh, runāt par to, kā tad nodrošināt, ka Lielbritānija paliek kopā ar mums. Bet ir jāskatās uz to, ko Lielbritānija grib darīt. Vai nu viņi kopē Eiropas Savienības brīvās tirtniecības nolīgums, vai viņiem ir varbūt liberālāk pieeja globāla Lielbritānijas pieeja. Uh, Un esmu dzirdējis, ka Lielbritānijā pastāv zināma vēlēšanās doties šajā virzienā, ja viņiem būs liberālāki e, privās tirzniecības nolīgumi. Tad būs eh, tādi tehniski risinājumi, tehniskas problēmas, kas būs pēc iespējas ātrāk jārisina. Jo biznesam visvairāk nepatīk nenoteiktība bet tajā pašā laikā biznesa rīkojas ātrāk nekā sarunu vedēji, jo ja jūs neatradīsiet risinājumu, tad uzņēmēji tos atradīs paši. Es nezinu kā, bet viņi atradīs, jo viņiem ir jāizdzīvo. Viņiem nav algu, ja viņi to paši nenopelna. Tie, viņi nav politiķi. Viņi meklē vietu, kur var nopelnīt. Mans ieteikums, Robinson kungs jau aizgāja, Nodrošiniet konkrētību, atrodiet tehniskus risinājumus, pieņemiet pamatotus lēmumus, un tas ir tas veids, kā vajadzētu virzīties uz priekšu. Paldies! Laikī kungs, lūdzu! Es turpināšu to, ko teica iepriekšējie runātāji. Pirmkārt, Lielbritānijā bija vēsturiski sasniegumi. Tātad Lielbritānija tiešām piedalījās vienotā tirgus izvērdē, un to mēs augsta vērtējam. Bet jūs esat nepieciešami arī nākotnē, jo vienotā tirgus pabeigšana nebūtu nav aiz stūra, un mums ir nepieciešami virzītāji spēki, stimuli. Mēs zinām, ka brīvā, brīvā tirzniecība Eiropā tiek apdraudēta Un tagad ir brīdis, kad ir jāparaksta brīvās tirzniecības nolīguma, jo laiks beidzās un Āzija aug. Un ja mēs to nedarīsim, tad tā būs mūsu pašu kļūda. Tirzniecības barjeru nojaukšana ir tas, ko mēs vienmēr gribējām, kur vienmēr Lielbritānija bija iesaistījusies. Un tas bija domāts varbūt ar tādu politiskās sadarbības padziļināšanu, sociālo padziļināšanu, vidas jautājumiem. Tur varbūt bija vairāk šo traucēkļu, bet citādi Lielbritānija bija ļoti konstruktīva savienības daļa, un tāpēc mans jautājums ir, kāpēc jūs to nevarat darīt arī nākotnē? Uh, Tika jautāts, kur ir zaļā līnija, ne tikai sarkanā, bet kur ir zaļā. Jo jūs sevi ieliekat kastītē, jūs nedomājat radoši, kur ir zaļās līnijas, ko jūs vēlaties. Lielbritānija grib piekļuvu vienotajam tirgumam. Kas traucē? Jā, ir zinām nosacījumi, kas ir jāizpild, bet vienmēr ir izcinājumi. Es esmu biznesmenis, e, uzņēmējs, ja man ir problēma, tad kopā ar komandu mēs meklējam risinājumu. Un mēs vienmēr šādu risinājumu esam visām problēmām atraduši. Un līdzīgi arī būtu jādara šeit. Tas ir tas, ko es gribēju teikt. Manuprāt, vajadzētu vairāk pragmatisma, kreativitātes. Nevis uh, uzstāšanas saviem principiem pie darba, pie kopējiem risinājumiem. Nu, tas ir tas, ko mēs gribam uh, kā Eiropas uzņēmēji, Eiropas ekonomikai. Paldies, kā es vienmēr saku savam asistentam, es negribu problēmas, gribu risinājumus. Lūk, lūdzu. Es izteikšos īsi, bet es gribēju komentēt divus, trīs jautājumus. Jā, es saprotu, kāpēc notika Brexits. Un es varbūt nevis saprotu, bet es pamanīju, kas notika pēdējās nedēļās pirms balsošanas, jo tur uh, publiskajā sfērā bija zinām vēstījumi, bet uzreiz pēc balsojuma tika teikts, ka 19. gada martā beidzot atgūsim savu valsti. Un tagad jau ir runa par 20. gada beigām. Un līdz tam laikam būs vienotais tirgus, eh, joprojām notiks brīva mm, personu kustība un tā tālāk. Tātad lietas mainās. Un šeit svarīgi ir tas, ka, jā, es saku, kad mēs vedam sarunas, mums ir jāņem vērā arī sociālais komponents kā Eiropas Savienībai. Tas ir jāliek uz galda. Mums ir jāspiež Lielbritānija veidot savu sociālo darbu kārtību nevis kā konkurējošu darbu kārtību starp diviem tirgiem, jo tas radīs kaitējumu arī Eiropas Savienībai, un es gan šeit detaļās neiedziļināšos, jo ir skaidrs, ka arī Eiropas pusē ir jāatrod šī saikne par sociāliem jautājumiem ar saviem pilsoņiem. Tātad abām pusēm šī ir problēma. Un šeit būtu um, jārunā, jāuzlabo informētība, jāskaidro, kāpēc tas ir svarīgi. Un varbūt nedaudz atšķirīgs viedoklis kā iepriekšējiem runātājiem. Jā, mēs vēlamies nodrošināt, ka um, ir piekļuva vienotajam tirgumam jo tas ir ļoti svarīgi ražošanas eh, uzņēmumiem. Bet ir skaidrs, ka mēs nevaram arī atmest citas realitātes, piemēram, četras brīvības sociālā kīja pieņemšana, jo mēs jau šeit nerunājam tikai par Lielbritānijas un ES nākotnes attiecībām, bet arī par ES nākotni, par atlikušajām ES dalību valstīm. Iedomājieties, ja Mēs dodam eh, Lielbritānijai visu iespējamo, lai mums būtu laba tirsniecība un laba preču apmaiņa un tā tālāk, bet no otras puses jums nav nekāda noteikuma un standarta jāievēro. Eiropas Savienības pamatprincipi, piemēram, sociālais akī un četras brīvības, tas nozīmē, ka būs vēl kaut kādi egziti arī citās valstīs. Tātad šeit nav runa tikai par Lielbritāniju un ES, bet arī par ES nākotni. Trešais Korbina deklarācija. Muitas savienība. Jā, protams, bet ko jūs ar to domājat? Šajā ziņā man liekas, ka mums būtu jāatmet šīs sarkanās līnijas, un tad mēs varam sākt uh, sarunas, izveidot kaut ko uh, inovatīva, un ir skaidrs, ka Ukraina nav tas pats, kas Lielbritānija, un to jau mēs arī iepriekš redzējām prezentācijās, piemēram, saistībā ar ciešajām saiknēm, jo, un ir skaidrs, ka mums šeit ir jāizveido gan inovatīvas, gan ambiciozas, uh, ambiciozi mērķi un vērtības, ja ņemot vērā sociālos jautājumus. Paldies paneļdiskusijas dalībniekiem! manuprāt, aina tagad ir daudz skaidrāk. Varbūt, ka mēs vēl nezinām risinājums, bet pie tā strādājam. Un tagad došu vārdu mūsu referentei. Nu, ein... Un nu, paldies, nu, arī vēlos patiesībā pateikties. Pēc tā, ko mēs zinām, mēs zinām, kā ar sabiedrisko domu var manipulēt pirms, pirms uh, mm, referenduma, un tagad nāk klajā patiesība. Varbūt tomēr ir, ir iespēja panākt eh, vēl eh, pretēju iznākumu Lielbritānijā. Kas to lai zina? Skatīsimies. Nu, cerams. Cerams, nu, ka... cerams ka nākotne nenoteiks tas, kas ir noticis. Paldies visiem. Līdz ar to beidzam šo darbu kārtības punktu un pāriem pie nākošā punkta pie protokola ekonomikas partneru attiecību politikas koordinācijas un sadarbības nolīgumam starp Eiropas kopienu un tās dalību valstīm, lai ņemtu vērā Horvātijas republikas pievienošanos Eiropas Savienībai. Un tagad dodu vārdu eh, Matīsam Jedansenam, nodaļas vadītājam. Ja kāds vēlas doties ārā, tad lūdzu to dariet klusām. Lūdzu, jums vārds, Matīs. Thank you, thank you very much. I can be... Paldies. Runāšu diezgan īsi. Lūdzu, ievērot klusumu, saka priekšsēdētājs. Okay. Uh, thank you very much. Uh, Paldies. Tā tad uh, runāšu īsi. Šis jautājums jums ir labi zināms. Šis ir priekšlikums padomas lēmumam, kas ļaus Eiropas Savienībai pieņemt lēmumu saistībā ar Meksiku. Lai ņemtu vērā Horvātijas iestāšanos Eiropas Savienībā, šis ir trešais protokols pie šī nolīguma, tieši šādam nolīgumam. Pirmais protokols bija saistīts ar desmit jaunām dalībvalstīm, otrais ar divām, un tagad trešais kas attiecas uz Horvātijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Lēmuma teksts jums ir pieejams. Tur arī iekļauts eh, neliels, neliels izmaiņas eh, banānu kvotā, ko esam piešķīruši Meksikai. Tā tiešām ir tāda pavisam neliela lieta, Tas tika darīts. Uh, jo Meksikas eksports uh, uz banānu eksports uz Horvātiju ir ļoti ierobežots. Jūs zināt, ka šādu protokolu gribam parakstīt ar Centrālā Amerikas valstīm. Esam jau sākuši strādāt ar Peru un Kolumbiju, arī ar Čīli, un šis ir tikai vēl viens šāds dokuments, un es ceru, uh, Eh, ka padomēm parlamentā ar šī dokumenta apstiprināšanu nevajadzētu rasties problēmām. Paldies! Karolīna, kas eh, pārstāvēs referentu. Paldies! 97. gadā Meksika bija pirmā Latīņa Amerikas valsts, kas parakstīja ekonomiskās partnerības nolīgumu. Uh, Eh, kā arī politiskās koordinācijas un sadarbības līguma ar ES. Šis līgums sākās spē, stājās spēkā 2000. gadā un notika arī dialogs par tirzniecības attīcībām un sadarbību. Nolīgumā ir iekļaut arī tirzniecības nolikumi. Horvātijas pievienošanās eh, dokumentā, 6. pantā, mm, tika minēts, ka Horvātija pievienojas eh, Eiropas Savienības un dalībvalstu parakstītiem nolīgumiem trešām valstīm. Horvātija pievienojas šiem nolīgumiem, izmantojot protokolus, eh, ko padomu noslēdz ar attiecīgām trešām valstīm. Kopš 2012. Eh, gada septembra padome ir eh, pilnvarojusi komisiju uzsākt sarunas ar trešām valstīm, lai varētu noslēgt šos protokolus. Sarunas ar Meksiku ir bijušas veiksmīgas, tās ir veiksmīgi paveiktas, pabeigtas. Un šis priekšlikums ir juridisks instruments, lai noslēgtu trešo papildu protokolu pie vispārējā nolīguma ar Meksiku, lai ņemtu vērā Horvātijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Mana grupa atbalsta šī protokola noslēgšanu, iekļaujot Horvātiju kā līgumslēdzējas pusi Eiropas Savienības Meksikas nolīgumā. Un ir vēl viens jautājums komisijai. Paralēli šī papildu protokola ratifikācijai padomas lēmumi, eh, tika pieņemti padomas lēmumi, saskaņā ar kuriem ir jāmaina šie globālie nolīgumi, lai eh, mainītu tirzniecības prasības. Vai jūs varētu nedaudz pastāstīt par šo lēmumu saturu? Paldies! Uh, Emā. Lieliski. Emma. EKR atbalsta šo priekšlikumu. Brīnišķīgi, brīnišķīgi. Alde nav pārstāvēta. Uh, ko teiks goe. Komentāru nav. Zaļie, zaļie nav pārstāvēti. FDD. Ak, tad pols arī, kur paslēpies. Paldies eh, kolēģei, sveicu jūs. Sots pareizajā virzienā. Mēs visi zinām, ka Horvātija ir teicam attīstījusies. Eh, attiecības ar Meksiku, tagad ir pieņems tādu jaunu dimensiju, dimensiju aprises, un tas tavām pusēm būs tāds stimuls eh, arī piestrādāt. Un tāds partija var atbalstīt eh, šo te piedāvājumu. Paldies! Perfekt! Nu, op... Lieliski! Vienbalsīgs, uh, nedalīts atbalsts. Matijas, nu, tā iespēja komentēt. Paldies! Dokumentu pamatā jau ir, ir, ir līdzīgi, līdzīgi savulaik jau noslēgti dokumenti. Tie ir, e, principā, lēkumi, lēmumi, ar kuriem tiks koriģēti koriģēts e, šis ES e Meksikas nolīgums par, par savstarpējo tirzniecību. Uh, Mm, ar precēm un pakalpojumiem. Tie ir elementi šajā uh, ES Meksikas globālajā uh, vien, vienošanā. Uh, nu, pēc būtības šeit tātad izcelsmes noteikumi tiek, tiek koriģēti arī horvātu valodā. Šie dokumenti tiek, tiks pārtulkoti, uh, tiks nedaudz uh, precizēt valsts iepirkuma noteikumi, atspoguļojot Horvātijā tātad eksistējošās komersantu formas. Um, un vienīgā tāda tiešām būtiskā pārmaiņa ir, ir kompensācija režīms. Uh, Uh, Meksikai par zaudēto preferenciālajām piekļuvas uh, tiesībām Horvātijas tirgu, kādas tās uh, šai Centrālamerikas valstī bija līdz šīm. Paldies! Paldies! Nu, gaidīsim oficiālu ziņu no uh, padomes, uh, un tad arī oficiāli teiksim savu sakāmo par šo visu mm, ziņojumu Tālāk tiks izstrādāts ziņojuma projekts maijā, 16. un 17. un balsojums varētu notikt jūnijā, kā jau sacīju, viss ir atkarīgs tagad no padomes. Ja mūsu vidū ir kāds padomes pārstāvs, tad lūdzu nekavējieties, parlaments ir, ir pilnā gatavībā, lai šis nolīgums varētu tikt attiecīgi koriģēts. Uh, Nu ko, līdz ar to esam pieveikuši arī 11. darba kārtības punktu, varam ķerties pie 12. Nu, tāds aktuāls karsts eh, jautājums, ņemot vērā eh, ASV administrācijas nesenos manevrus eh, tarifu jomā, tērauda jomā. Gaidām, kad mums pievienosies Žans Luks Demārtijs, DG Trade ģenerāldirektors. Mēs eh, labi atminamies, ka par to runājām iepriekšējā plenāra sesijā ar komisāru. Un tā kā Nu, o, principā visiem ļoti patīk par, par šo jautājumu kaut ko piebilst. Uh, eh, uh, eh, ASV e pārstāvis uh, Laithauers uh, arī bija Briselē un komisāri Malmstrēma. Uh, Eh, aizbrauca uz Vašingtonu. Vācijas eh, ekonomikas ministrs arī aizšāva uz Vašingtonu, eh, kur tikās ar Laithauzera kungu un Vossa kungu, arī ar dažiem senatoriem, dažiem kongresmeņiem. Tā kā nu, jautājums eh, tiešām ir aktuāls, ja kāds vēl par to nebija pārliecināts. Un šeit ir jāpanāk risinājums eh, pēc iespējas ātrāk, citādāk stāsies spēkā šie tarifi. Tas varētu notikt jau rīt parīt. Un tas tiešām būs pamatīgs trieciens Eiropas tērauda eh, nozarei Es šeit runāju ne tikai par tiem, kas tieši eksportē savu produkciju uz ASV. Neviens pat īsti nezina, kuri, kuri, uz kuriem muitas eh, kodiem attieksies eh, šie jaunie tarifi. Eh, un, mm, nu, tas, tas kopējais te rauda apjoms, nu tad apmetīs likumu un, un nāks atpakaļ uz Eiropu. Uh, tā kā nu, situācija ir nopietna, ir, ir vajadzīgs kāds risinājums. Uh, visi mēģina uzrunāt uh, amerikāņus, aicina netorpedēt un neapšaubīt PTO lēmumu. Ir, ir vēstules sūtīta vai mm, Zemīnas komitejai, komitejas vadītājiem. Mēs esam mēģinājuši savus pārstāvis ASV bīdīt un rakstīt, lai viņi tur uh, aktīvāk lobē mūsu pozīciju un mēģina uh, uzrunāt varbūt Donaldu Trumpu, iečukstēt viņam ausī. Uh, arī ASV pašās uh, arvien skaļākas kļūst kritiskas balsis. Uh, arī mm, kongresa eh, priekšsēdētājs eh, ir kritizējis šo, šo prezidenta priekšlikumu, arī vairāk ietekmīgi senatori, nozars pārstāvi to, šo priekšlikumu ir kritizējuši. Bet nu pats ASV prezidents nav, nav devis ne mazāko mājienu, ka viņš šai ziņā kaut ko tur domātu vai grasītos pārdomāt. Un nu, pats šis eh, pieteikums uh, ir balstīts šajā jaukajā 62. gada uh, aktā, uh, amerikāņu likumā, ka lūk, priekšstādā uh, uh ASV prezidents ir tiesīgs rīkoties vienpersoniski, ja uh, viņš pamana, ka tiek uh, mm, nodarīts kaitējums nacionālām interesēm, uh, ja principā amerikāņiem tiek darīts pāri, un ja prezidentam tā lūk liekas, uh, tad prezidents ir tiesīgs rīkoties. Nu, uh, var ilgi diskutēt par to, vai tērauts ir, ir, ir nacionālās drošības jautājums, pat aizsardzības sekretārs ir norādījis, ka tikai 3% uh, no uh, ASV tērauda, rūpne, tērauda produkcijas izlaides ir, ir būtiski ar, ar nacionālās drošības nozīmi. Un tur juristi, kompetenti juristi, tad, tad, tad, tad tur ilgi ir strīdējušies vai. Uh, šis eh, augstā kārā relikts, šis akts eh, ir, ir tiešām leģitīms instruments, ko, ko Donalds Trumps tagad eh, ir izvēlējies iedarbināt. Un pašā kongresā ir nu, tāds, tāds plašs, plaša fronte, ka kongresam nākto šo tiesību aktu uh, grozīt un, un atgriezt varu uh, tautas priekšstāvju rokās. Un nu, centīšos, cik nu labi vien spēju ieskicēt šo, šo konfliktu, tad, tad tas bija tas, ko es varēju piebilst, un tagad došu vārdu Žanam Lukam, Nu, mums ir nu, gluži ne eksperti, bet, bet eh, nu, tādi lietpratēji, eh, kuriem ir, ir, ir eh, tā teikt, žetoni šajā spēlē, kuri jau ir cietuši no, no, no, no, no, no tās viļņošanās, ko ir izraisījis šis ASV prezidenta manevrs, tad Eiropas tērauda nozars asociācijas pārstāvis un arī eh, tātad rūpniecības darba ņēmēju arotbiedrību eh, industriola pārstāvis eh, joprojām ir mūsu vidū. Tā kā došu vārdu Žanam Lukam un pēc tam abiem, abiem mūsu kungiem viesiem. Nu, nu tad labi, priekšstādātāji, nemokieties, nemocieties, taupiet balsi, pagaidīsim Žanu Luku, lai viņš vienkārši atnāk. Uh, Nu, jūs laikam nespējat, nespējat paklusēt, tas, tas nav jūsu prasmju arsenālā. Nē, nu priekšlikumam jau nav nevainas, tas ir tīri labs. Mums um, būtu bijis jāsāk 20 pāri, bet, nu, tā kā ģenerāldirektora kā nav tā nav, nu, tad iepauzēsim. So, this was a short way, Christoph. Everybody is on board. Nu ko, mm, esam sagaidījuši Žānu Luku. Es esmu sveicināts. Jau mm, sniedzu tādu ieskatu šajā, šajā visā stāstā. Uh, kāda ir šī vēsture, kas tam visam ir par pamatu. Un vienīgais, ko mēs nezinām šobrīd, mm, kādi bija rezultāti Cecilijas Malmstrēmas vizītei Vašingtonā. Par to mēs vēl neesam informēti un ar lielu interesi uzzināsim, ko tu mums šai sakarā vari vēstīt, vai ir kādi, kādas jaunas iespējas varbūt pavērušās, vai kādas cerības tariņi pie apvāršņu. Uh, Lūdzu. Yes. Thank you very much. Uh... Jā, Bernt, uh, paldies. Nu, pirmām kārtām Cecilijas Malmstrēmas vizīte mm, uh, joprojām turpinās. Es uh, mm, nevaru šobrīd jums neko vairāk eh, vēstīt, kā tikai to, ka sarunas eh, Vašingtonā turpinās. Ir, ir notikuši jau vairāki konstruktīvi sarunu randi. Cecilija Malmstrēma un Vilburs Ross ir, ir, ir, ir mm, tikušies vakar pēcpusdienā un vienojušies par to, ka tiks uzsāktā, um, iedibināta tāda sarunu pla diskusija platforma um, abām pusēm interesējošu jautājumu pārunāšanai. Nu, šobrīd tātad aktualitātes ir tērauts un alumīnijas um, ar nolūku panākt iespējamu vienošanos un vēstnieks Laithaizers. Um, mm, ir, ir pieļāvis potenciāli, ka Eiropas Savienība līdzās Austrālijai un Argentīnai un iespējams Brazīlijai varētu tikt cauri sveikā, saņemt eh, atbrīvojumu no, no, no, no šīm, šīm jaunajām, eh, jaunajām, eh, ja, jaunajām tarifu plāniem. Bet tas ir viss. Vairāk tiešām neko nevaru jums vēstīt. Mums joprojām ir jābūt ļoti, ļoti piesardzīgiem Mm, modriem un ņemot vērā šī brīža situāciju, to kāda tā ir, uh, ir šī neskaidrība, neziņa, viss var pavērsties uh, vienā vai otrā virzienā. Tikpat iespējams joprojām ir tas, ka uh, pusnaktī pēc Vašingtonas laika vai piecos no rīta, piekdien pēc mūsu laika, uh, Uh, stāsies spēkā ASV jaunais tarifu režīms atbilstoši šim aktam 232. Tas joprojām ir iespējams, šis drauds vēl nav novērsts. Nav viennozīmīga apstiprinājuma, ka tas tā nekādā ziņā nebūs. Kaut arī sarunas, kā jau teicu, turpinās Vašingtonā. Ir uh, pusviens, uh, agri pēcpusdiena. Uh, Tā kā nu, vēl tur, tur viss ir iespējams, visu vēl, vēl ir iespējams sarunāt. Tā kā priekšsādātāji, cienījamie deputāti, vēlos pateikties jums par uh, atbalstu. Uh, Mūs iecerēm uh, samērīgi rieģēt uz ASV žestiem šajā frontē. Mēs esam apliecinājuši savu vienotību un vēlos jūs uzrunāt par, par diviem jautājumiem. Pirmkārt, par to, kas ir noticis par šo neskaidrību, Mm, kas joprojām valda, otrām kārtām, ko mēs varam sagaidīt, un trešām kārtām, ko mēs cerētu sagaidīt. Prezidents Trumps tātad nesen paziņoja, ka ieviesīs 25% eh, nodevu tērauda importam un 10% apmērā alumīnija importam. Par pamatu ņemot eh, Trade Expansion Act 232. punktu, tas, kas visus pārsteidza. Uh, Eh, šis akts tika pieņemts eh, augstā kara gados, lai, lai to izmantotu pret eh, ģeopolitiskajiem pretiniekiem, ienaidniekiem. Un ir ļoti žēl, ka ASV vāra ir, ir, ir, ir, ir šādi rīkojusies par, par argumentāciju minot nacionālās drošības apsvērumus. Uh, Tas apdraud daudzpusējo tirzniecības sistēmu, kas ir izveidojusies pasaulē un ir un paliek labākais eh, veids, kā, kā godīgi un taisnīgi visiem, visai pasaulē attīstīties. Šis ir ļoti nelāks signāls, tas mazina eh, pasaules uzticēšanos amerikāņiem, Eiropas Savienība alaži ir bijis mm, uzticams ASV partners, un uh, Mm, mēs eh, jūtamies eh, aizskarti, tagad eh, esot spiesti taisnoties, ka mūsu eksports nekādā ziņā neapdraud ASV nacionālo drošību. Um, mm, komisāra Malmstrēma ir tikusies ar sekretāru Rosu, ar vēstnieku, ar, ar mūsu vē, ar vēstnieku, un tikšanās turpinās, un šobrīd nevaru jums vēstīt vai un kad Mm, Eiropas Savienībai tiktu piešķirts atbrīvojums no šī eh, tarifu režīma. Ja tas tomēr notiktu un šie tarifi tiktu attiecināti arī uz mums, tad mēs spērtu izšķirīgu atbildes soli, ceram uz to labāko, bet esam sagatavojušies arī ļaunākajam. Kaut arī tas vēl nav viennozīmīgi neizbēgami. Mēs uzturam ciešus kontaktus ar mūsu amerikāņu par partneriem. Cecilija Malmstrēma tur atkal un atkal atgādina to, ka vēlamies skaidrību un liek amerikāņiem saprast, ka reakcija būs ļoti konkrēta un tūlītēji. Tas ir tas pats, ko viņi sacīja Strasbūrā pagājušajā nedēļā. Un mūsu atbildes reakcija būs tādos trīs virzienos. Pirmkārtām uh, risinājums caur PTO, otrām kārtām uh, tirgus aizsardzības pasākumi. Uh, tātad līdzsvarā atgriešana caur PTO, tur panākot uh, Uh, lēmumu, ka šie, šie, tas ir nepamatots uh, uh, tātad iekšējā tirgus aizsardzības pasākums pēc būtības, kas ir nomaskēts ar valsts drošības kaut kādiem apsvērumiem. Un tas tas arī ir. Es burtiski pirms pāris stundām ierados Briselē no Delī, kur um, bija mm, PTO valstu ministru tikšanās. To, Uh, vadīja Indija, es pārstāvēju Eiropas Savienību, saprotamiem iemeslu dēļ, Malmstrēmas kundze ir Vašingtonā, un man jāteic, ka vairums klātesošo 50 uh, valstu pārstāvji uh, pa, visi kā viens pauda bažas, ļoti nopietnas bažas par šo ASV prezidenta žestu. Uh, Eh, bāžas, neziņu, ne, nemieru par, par to, ar ko tas viss var izvērsties. Tas ir nepārprotams politisks eh, žests un signāls. Eh, tas var izraisīt krīzi, tātad PTO šajā pārsūdzību struktūrā, kas, kas var tikt paralizēta, iespējams pat uz gadu. Tā kā mūsu pret pasākumi ir, ir ļoti rūpīgi izvēlēti un izsvērti, mēs nevēlamies, lai situācija eskalētos, kļūtu nekontrolējama. Mēs vēlamies darboties tiesiski pāredzamā kontekstā, proti PTO kontekstā, vēlamies atbildēt stingri, bet likumīgi. Ne par spēcīgu, ne par vārgu nedrīkst būt mūsu pretreakcija. Šeit eh, ir mūsu iespēja, mūsu pienākums iestāties par godīgu, atklātu, vienlīdzīgu starptautiskās tirzniecības sistēmu, eh, un mēs noteikti reaģēsim arī, arī uz iespējamiem apdraudējumiem mūsu nozarei, mūsu strādājošajiem. Eh, jau minēju, kādas varbūt iespējamās sekas, ka, ka PTO struktūras var tikt paralizētas tā visa rezultātā, Ceru, ka tas eh, nenotiks, eh, bet līdz tam viss joprojām var nonākt. Tāpēc arī esam sagatavojuši, ieplānojuši tādus eh, īstermiņa reakciju arsenālu un, un arī ilgtermiņa reakciju arsenālu. Mēs ilgtermiņā noteikti domāsim par to, kā nosargāt tirzniecības plūsmas. Amerikāņi lēš, ka uh, nodevs varētu tikt attiecināts uz 13 miljoniem tonu uh, tērauda. Uh, Eh, no, no kuriem liela daļa tad, tad nonāktu atpakaļ Eiropas ostās. Mēs nevēlamies nocietināties, bet tāpat laikā mūsu pienākums ir rūpēties par stabilitāti mūsu tirgū. Turpināsim uh, modri sekot situācijai, saglabājot augstu uh, gatavības pakāpi. Uh, mēs aicinām rīkoties līdzīgi un tieši tāpat arī mūsu tirzniecības partners. Ja uh, uh, amerikāņu piedāvātais risinājums atbildīs specifiskiem kritērijiem, tad mm, nu, šie, šie, šie, šie, šie jaudīgie pretreakcijas elementi netiks iedarbināti. Bet, uh, ja tas būtu nepieciešams, tad tos varēsim iedarbināt mm, nekavējoši, rīkojoties attiecīgi un proporcionāli Eh, citu, citus, eh, eh, piemēram, tarifus citai produkcijai. Par to tad tiktu tūlīt publicēta informācija Digitrade vietnē, tā lai tiktu atkal izlīdzināts šis te tirzniecīskais līdzsvars starp Eiropas Savienību un ASV. Mēs uh, uh, Eh, pilnībā respektējam eh, PTO spēles noteikumus, eh, šīs organizācijas dibināšanas akta astoto punktu. Un ceru, ka visiem, visām pusēm kopīgiem spēkiem strādājot izdosies izvairīties no katastrofas, kas nav nevienam izdevīga. Jo ASV gadījumā šeit runa nav par nacionālās drošības apdraudējumu, šeit runa ir par uh, pārprodukciju noteiktās, noteiktos tirgos, noteiktās ražotnēs. Un ceru, ka šie, šie jautājumi nākotnē tiks risināti pēc būtības godprātīgā atklātā ceļā, nevis tirzniecības kara ceļā. Amerikāņi ir, ir mūsu partneri globālajā drošībā, uh, tirzniecībā, globālajā politikā, ģeopolitikā, transatlantiskās attiecības ir vitāli nepieciešams eh, kā mums tā amerikāņiem. Mūsu mērķis šeit nav cīkstēties ar amerikāņiem, bet atrisināt mūsu starpā radušās domstarpības eh, atbilstoši PTO eh, spēles noteikumiem. Un noteikti esmu gatavs arī uzklausīt jūsu jautājumus un komentārus un tos nodot tālāk. Uh, ja tas būtu nepieciešams. Paldies. Vārds Akselam Egertam, uh, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie parlamentārieši, dāmas un kungi. Man tas gods uh, uzrunāt jūs šodien, šeit, lai apspriestu šos uh, riskus, ko rāda lēmums 202 mūsu nozarē, gan arī alumīnija nozarē. Un arī man alumīnija nozares uh, kolēģi ir norūpējušies. Paldies komisijai par skaidro vēstījumu. Pēdējo desmit gadu gaitā Eiropas tērauda nozarē ir saskārusies ar vairākām smagām situācijām, kur uzkārts ir likta mūsu sektora dzīvotspēja. Finanšu krīze 9. gadā, 11. gadā nākamā krīze, ķīniešu dempings, viņu produktu pārplūdina mūsu tirgus, sākot 15. gadu. Um, Tūkstošiem eh, tēro nozars pārstāvju zaudējuši savus darbus kopš 9. gada. Tie ir 20% no šā nozarē nodarbināto skaita. Par 28% starp 8. un 14. gadu kritušies eh, ražojuma apjomu. Un pieprasījums 15. 16. gadā ir pakāpeniski atlabi. Bet tas nāca par labu tikai, tikai importētājiem, kas importē par dempingu cenām saražotu tēraudu. Pateicoties uh, šai institūcijai, kā arī pateicoties komisijas un padomus apņēmībai cīnīties pret dempingu un risināt pārprodukciju, 17. gadā šī tendence beidzot nobremzējās. Un pirmo reizi piecu gadu gaitā mūsu uzņēmumi beidzot sāk strādāt ar 6% peļņu. Un šāda peļņa ir noteikti ja tirsniecības instrumentu modernizācijas rezultātā, par ko institūcijas vienojās pērnā gada novembrī. Bet, nu, viena, tā teikt, bezdalīgi jau pausā neatnes, kā mēs teikt. Ja nepieciešams ilgstošs process gadu gaitā, lai noteikti, noteikti mētiecīgas investīcijas, eh, zinātnes projektos, digitalizācija, inovatīvu produktu un tehnoloģiju sarūpēšanā, kas nāk par labu sabiedrībai un, un nozars nākotnē Eiropā kopumā. Atkal uz kārtas likt mūsu nozars Uh, atlepšana, 25% tarifs, ko uzlīkus ASV administrācija varētu sāsties spēkā jau piekdien. 1. martā izskanējušais paziņojums, uh, kurā Trumps sacīja, ka šis pasākums attieksies un būs spēkā ilgāku laiku. Nu, mūsu eksporta uz ASV sastādīja 5 miljonus tonu 17. gadā, 5,6 miljardus eiro vērtībā. Mēs uh, lēšam, ka 25% importa tarifs varētu izslēgt vismaz 50% no no, no tātad 2,5 miljonus tonu no mūsu eksportiem uz ASV. Kopējais importa apjoms bija 54 miljoni tonu 17. gadā, 26 miljoni tonu. Ja pieskatām naftā, izslēdzam naftā tātad valsts, ASV un Kanādu, ko ierosina, Meksika un Kanādas, ko ierosina ASV. Lēšana, ko es pusi no šī apjoma 3 miljonu tonu arī varētu iet secinājums vai tirgumu un pārēties uz citiem tirgiem, jo sevišķi uz ASV, uz, uz, uz Eiropas Savienību, kas jāatvērt tirgus. Lielākā eksportētāja uz ASV pārsūtīja savus eksportus uz Eiropas Savienību, kur viņi jau aktīvi darbojas. Turcija, Dienvidkoreja, Japāna, Indija, Taivāna, Brazīlija, Ķīna, Vietnama, Krievija un Ukraina ir lielākie spēlētāji. Tas, ka mūsu eksports vairs neies ASV, kopā ar papildus importiem var nospiest mūsu ražotājus uz ceļiem un samazināt mūsu ražošanas apjomu par 10 miljoniem tonu. Līdz ar to mm, tūkstošiem darba vietu jūs eh, sadamām. Mēs varam atgriezties situācijā, kurā bijām pirms diviem gadiem. Pēļņas nav, darba vietas secen, rūpnīcas tiek slēgtas. Mēs pilnībā atbalstam Eiropas institūcijas, lai domātu par visiem iespējamiem leģitīmiem eh, pasākumiem, ar kur palīdzību neitralizēt šos riskus. Komisijas dienesti ir strādājuši ļoti atklāti, mm, atvērti pēdējo mēnešu laikā, uzturējuši dialogu ar mums nozari par visām iespējamām opcijām, notikusi laba datu apmaiņa, lai komisija varētu reaģēt maksimāli ātri un maksimāli eh, raiti. Tomēr aicinām pirmām kārtām eh, apelējiem pie ASV izvairīties no turpmākas situācijas eskalācijas. Tirdzniecības karš nevienam nenāks par labu. Mūsu nozarei pat labāk ir svarīgi tas, eh, lai eh, mēs panāktu tātad izņēmumus visām tērauda produktu grupām, ko skārājas vai tarifi, lai aizsargātu mūsu nozares eh, intereses un, un darba vietas. Ja nepieciešamā provizoriski, provizoriskas garantijas stātos spēkā maksimāli drīz, četru nedēļu laikā iespējams. Tie jābalstās uz kvotām, piemēram, ir pēc iespējas plašāks produktu klāsts, lai izvairītos no papildus postošiem importa apjomiem Eiropas Savienībā. Mums jāpieprasa Eiropas Savienībā kopumā, un principā būtu pilnīgs atbrīvojums izņēmums no šiem tarifiem. Un, protams, ir uh, cerīgi, ka Leithauser kungs arī ir paudzis tāds komentārs, kā Eiropas Savienība varētu pretendēt uz, uz izņēmumu, uz atlaidēm. Domāju, tik un tā mēs sagaidām, ka 11 miljonu um, tonu tērauda um, nu, nokļūst kā Eiropā um, no citiem tirgiem. Mūsu tirgus būs uh, pakļauts uh, importam, importētiem produktiem vairāk nekā jebkad. Mēs, protams, nevēlamies, nevēlamies slēgt šo tirgu. Līdz tekus šiem apjomiem mums ir nepieciešams tarifs, kuram būtu atturošs efekts. 40 miljonu tonu uh, tērauda produktu pērn tika importēti Eiropas Savienībā kas eh, padara Eiropas eh, Savienību par lielāko tēro tirgu. Mēs vienkārši nevaram atļauties vēl papildus pieaugumu importā. Mēs vienkārši nevaram to atļauties. Ja redzam, kādas ir sākas Trumpa paziņojumiem pirmos divos šī gada mēnešos, importu apjomu palielinājušies par uh, eh, 12%. Un jau pārsniedz 16. 17. gada vēstures kā augstākos rādītājus. Pēdējo piecu gadu laikā kopējais apjoms ir pieaudzis par 65%, eh, tagad vēl par 15%. Atsevišķās kategorijās šis pieaugums sasniedz jau 75% pieaugumu pirmos divos gada mēnešos. Aicinām valstu un valdību vadītājus, kas tiksies Eiropā padomē ceturtdienu piekdien, šie jautājumi nostādīt, nostādīt savu kārtības augšgalā, lai sūtītu vienotu signālu un sagatavotu tādu spēcīgu reakciju, lai nosargātu mūsu nozari 320 tūkstoši darba vietu un miljoniem netiešu darba vietu ir saistīta ar šīs nozares veikumu. Un visbeidzot tagad vislaigāk ne, nekā jebkad ir panākt to, lai valdības uh, risina mm, cēloņus. Tirgus kropļojušās subsīdijas un valsts atbalsts eh, citiem pasaulē, ko pieprasa pasaules tārauda eh, forums. Paldies, industriāla ģenerālsekretārs. Jā, paldies. Es tātad pārstāvu Eiropas uh, rūpniecībā nodarbināto, uh, nodarbinātos darba ņēmējus, uh, arī tērauda un alumīnija rūpniecībā. Aicinu mūsu vietnē uzmeklēt uh, mūsu pārskatu par, par, par tieši šo jautājumu. Un uh, veicot šo analīzi, mums jau bija skaidrs, ka šis. Uh, Trumpa administrācijas lēmums, eh, priekšlikums ir ļoti riskants. Eh, Tas potenciāli var ietekmēt eh, ražošanu Eiropā ļoti daudzas darba vietas, ne tikai tērauda rūpniecībā. Un šeit ir tā retā reize, kad visas iesaistītās arotbiedrības ir vienisprātis, vienisprātis savā nosodījumā šim, šim priekšlikumam, ko Donalds Trumps ir, ir, ir, ir izziņojis. Un, uh, Uh, no otras puses ir, ir skaidrs arī tas, ka mēs kā, kā arotbiedrības labi apzināmies, ka tirzniecība ir nepieciešama kā, kā izaugsmas darba vietu ģenerators, bet uh, brīvai tirzniecībai ir jābūt arī taisnīgai un godīgai. Un šie uh, tarifi, piedāvātie tarifi, to apdraud. Nelaime ir arī tāda, ka Mums šeit ir darīšana ar tādu ASV prezidentu, kas rīkojas tā, kā viņam ienāk prātā, nevis tā, kā mēs gaidītu vai tā, kā viņam pienāktos rīkoties. Tā kā ir grūti šeit sagatavot kā iepriekš kaut kādu pretreakciju, kaut kādus atbildes soļus, un šai ziņā varu tikai, tikai um, priecāties par, par komisijas gatavību uh, reaģēt uh, ne pārmērīgi, ne, nepietiekami, bet adekvāti adekvāti. Uh, un mēs uzturam ciešus kontaktus ar mūsu amerikāņu kolēģiem, esat eh, iespējams pamanījuši, ka Trumps eh, parakstīja savu lēmumu eh, tērauda rūpnīcu strādnieku aplenkumā, ielenkumā. Daudzi no viņiem ir arī ASV tērauda rūpniecībā nodarbināto arotbiedrībās. Un mēs, mums šeit ir, ir, ir, ir unikāla iespēja, ko mēs arī izmantojam, cenšoties paskaidrot mūsu kolēģiem, tādiem pašiem darba ņēmējiem okeāna otrā krastā, ka šis Trumpa solis var nodarīt tikai postu un kaitējumu, sadārdzinot produkciju, uh, uh, izdarot spiedienu, negatīvu spiedienu uz, uz darba vietām, uz produkcijas izlaidi uh, un cietīs visi. Uh, tā ir loma, kā, kas, kas, uh, kāda, kāda mums ir un ko mēs arī pilnā mērā izmantojam lai norādītu uz šiem, šiem, šiem negatīvajām sekām, kādas var būt šim Trumpa lēmumam arī uz mūsu, mūsu amerikāņu kolēģu uh, dzīvi un iztiku. Un ceru, ka uh, uh, līdz tam nenonāks, bet, bet ir, ir nepieciešams samērīgu, efektīvu pretpasākumu tāds arsenāls, Um, kas, kas tajā pat laikā uh, neizraisītu konflikta eskalāciju. Un tas, tas ir gandrīz vai neiespējami, jo, jo tas, tā ir vienīgā valoda, ko Trumps principā saprot - reakcija pret reakciju. To tā ir šita. Uh, un, mm, Nu, šeit uh, pilnīgi noteikti nepieciešamais risinājums ir izņēmuma status Eiropas Savienības produkcijai, uh, bet arī uh, panākot šo risinājumu. Um, man jāpiekrīt tam, ko Aksels pirms brīža sacīja. Pat ja šāds izņēmums tiek noteikts, mums ir, ir uh, jāspiež uz uh, garantējošu normu apstiprināšanu, jo pilnīgi noteikti radīsies pārprodukcija. Uh, tērauda tirgu, kura visticamāk, visticamāk atdūrusies pret aizslēgtu amerikāņu tirgu ceļos Eiropas virzienā un izdarīs spiedienu uz, uz, uz mūsu, mūsu tirgu. Tā kā ir jābūt skaidram priekšstatam par to, kādi būs šie garantējošie noteikumi un, un, un, un, un lai jau tagad mēs domātu trīs gājienus uz, uz, uz priekšu un, un, un, un, un, un potenciālu šī, šī, šī konflikta eskalācija noņemta. Tā kā tas noteikti ir jāieplāno, labi jāprēķina, jānokalibrē, tiem ir jābūt samērīgiem, lai mēs tādā veidā nevis tikai uzkūdītu pretējo pusi uz, uz, uz, uz, uz, uz pretreakciju, bet mē, dot ieguldījumu situācijas normalizācijā. Paldies! Liels paldies! Pirms dodu vārdu mm, deputātiem, vēlos sveikt Meksikas ekonomikas ministra vietnieku. Esiet sveicināts! Emma, you are the first. Uh, Emma, vārds tev. O oh, jā, nu neparasti, bet divas minūtes, Emma. Un nu, tas attiec arī uz visiem pārējiem. Nebaidieties, priekšsādātāji. Uh, Uh, iekļaušos. Es uh, esmu gandarīta par, par to, kādu pozīciju pauž Eiropas Savienība, ka, kā mēs uh, konstruktīvi cenšamies pārprodukcijas jautājumu risināt mūsu tērauda rūpniecībā. Ir būtiski šeit pasvītrot, kā no šī, šī Donalda Trumpa priekšlikuma cietīs kā Eiropas Savienība, tā Amerikas Savienotās valstis. Man ir patiesa prieks par komisārs Malmstrēms centieniem. Viņa tātad nepagurusi tur, tur cīnās par izņēmumu statusa noteikšanu Eiropas Savienībai. Uh, Um, bet man ir pāris jautājumi. Šobrīd Eiropas Savienībā darbojas importa pāraudzības uh, tāda kā sistēma uh, tieši tērauda nozarē. Uh, vai ir ieplānots kas līdzīgs alumīnija nozarē, ņemot vērā, ka, ka šeit tātad alumīnijam arī potenciāli var tikt noteikti šie jaunie tarifi? Uh, Un eh, kāda varētu izskatīties eh, tā procedūra, tā kārtība, kas, kas, kas būtu jāaiziet Eiropas eh, tērauda uzņēmumam, lai saņemtu šo izņēmuma statusu, šo apliecinājumu, ja tāds tiek piešķirts Eiropas Savienībai? Un visbeidzot, kuri tirgi pasaulē tad vis, visvairāk varētu ciest no, no šīs preču, tērauda preču plūsmas pārvirzes? Jā, pavisam īs jautājums par šiem, šiem garantējošajiem noteikumiem. Sociālai partneri jau, jau norādīja, ka lietas var attīstīties ļoti strauji. Kad, kad šādi plāni varētu tapt, kāds, jūsuprāt, varētu, varētu būt vidējais laiks, ko, ko prasītu šādu plānu sagatavošana? Un tad vēl, nu, mēģināju atrast Uh, kas tie tādi rebars, uh, kā tas saucās franciski, uh, nu tā ir tie, tie, tie tāraudas tieņi, kas tiek dzelzbetonā iestrādāti, vai ne? Mm, Cik tālu tos, eh, tos eh, skars eh, šī, šī tarifu politika mm, mm, un tādās valstīs, kur, kur, kur celtniecība ir, ir, ir ļoti aktīva, mm, Centrāla Eiropā, cik Francija, tur, tur tas varētu izraisīt ļoti nevēlamas sekas. Kristians jau atgādināšu mums tikai, ka nu, pat uh, brīvās tiesniecības aizstāvi reizēm pieļauj kļūdas. Vienīgā reize, kad šāds izņēmums jebkad eh, eh, pēdējo klāstā tika piesaucis, Zviedrijā 70. gados Zviedrija ievies eh, tarifs uz zābakiem. Es aizbalties argumentiem, ka basām kājām savus karavīrus kā sodīt nevaram. Mums tad izsmēja un pēc gada mums nācās to, tos atcelt. Es saprotu kolēģis no alumīnija un tērauda nozars, bet vairāk būtu jādomā par to, no kā mēs vēlamies izvairīties. Ja Un tam mēs droši vien esam viensprāts. Pirm, pirmkārt, eh, būtu jāizvarās no konflikta eskalēšanas, otrkārt, eh, vajadzētu izvairīties no tā, ka mēs pārkāpam PTO normas. Kāda būs komisijas reakcija, mēs nezinām, jā, nu, zinām, komisāri ASV tagad. Domājam par aizsardzības tarifiem, jeb um, atmaksas tarifiem, tā teikt. Otrajā gadā mēs pēdējo reizi, tātad, kad ASV to izdarījām, mēs pieņēmām kļūdu, jo toreiz mēs uh, arī atbildējām uz šiem tarifiem, pārsteidzāmies pirms paneļa lēmumu, un vai komisija nedomā rīkoties līdzīgi šoreiz. Ar Trumpu kungu sadarboties ir kā ar bērniem. Es, es pats esmu tēvs, un es zinu, ka allaži ir jādodies iespēju, jāpēļauj eskalācijas iespēju. 25% tarifs ieviešo, kas tad notiks? 2000% vai, vai ko pretī blēzīsim. Otkārt, garantīsim. Vai varbūt pirms eh, grāmatu ieviešanas būtu jāsagaida šis importa pieaugums, šī preemptīvā ideja? Iesaistīsim tikai jaunas konfliktus. Es nemētos, lai mums nav konfliktā ar Brazīliju, Koreju un citiem, un tieši konflikta ar ASV. Dažkārt sarunas man neietiesēc. Veids. Cecīlijai es uzticos, bet eh, tas, ka viņa tagad ir Vašingtonā, man nepatīk, jo tieši to jau viņš vēlas. Viņš vēlas, lai viss tagad uh, tagad uz ceļiem rāpot uz Vašingtonu un lūgtos par to, lai viņus izņem no sankciju saraksta. Ja viņš to panāk, tad viņš uh, svītros valsts no šī saraksta pretrunā PTO uh, normām. Mēs nonāksim uh, preferenciālo valstu sarakstā, un tas ir pārkāpums. Protams, jādara viss, lai šiem tarifiem pielikt punktu, bet jāuzmanās. Un tāpēc nepārsteigsimies un nestrepsim karstu. Nu, valoši, protepēc, nepār... protams, Nekad nedrīkst pārsteigties. Karolīna, paldies priekšsēdētājiem. Ja šis izņēmuma mm, regulējums, pēc kā teica um, Mācījums kundze, protams, ir izņēmums, bet uh, mēs pagaidām vēl nezinām, vai mēs to panāksim vai nē. Un, uh, es to skatos kā uz ilg, tādu ilglaicīgu problēmu. Baidos, ka no tā cietīs ne tikai Eiropa, bet arī Austrālija un Argentīna vēlēsies panākt izņēmumu. Un ar to tā, tā tāda bīstama spēle. Un par to, nu, patiesībā kā risināt šo pārprodukcijas eh, eh, problēmu. Ir pārāk daudz eh, lētas produkcijas tirgu, to mēs ilgāku laiku zinām, un tā ir liela problēma. Es domāju, ka jāpieturas pie pēdējā normām. Mēs esam aizstāvējuši tiesniecību, kas balstās uz godīgiem noteikumiem. Jautājums tāds, ka Malstrīmas kundze šajās sarunās mm, panākt proporcionālu rezultātu, tad nu, kā mēs cik eh, lēmā varam ar to rēķināties? Kā mēs varam um, nepār, nepārsteigties? Trumps ir neaprēķināms partners. Kā labāk risināties, lai mēs uh, rīkoties, lai mēs rastu risinājumu, kas nāk labi ne tikai Eiropai, bet visiem lai mēs apstādinātu Trumpu un nodrošinātu, ka nākotnē viss spēlē pēc, eh, pēc eh, vienādiem spēles noteikumiem. Nu jā, saka priekšstādētājs, jādomā par to. Lukaševskas kundze lūdzu. Paldies priekšstādātājiem. Nu, protams, visi turim īkšķus par to, lai Māsrēms kundzei eh, izdotos panākt labu risinājumu sarunās ar ASV valdību. Jā, mēs zinām, ka ir runa par um, tādu neaprēķināmu partneri kā Trumpa, tā kā viegli nebūs, bet uh, mēs zinām, ka arī komisijā turpinās darbs pie tā, lai, lai nepieļaut to, ka ir tarifu un importu barjeras ar, ar ASV, un kā ģenerāla direktors sacīja, ja runa par šiem produktiem, mums jāizstrādā kādi pretpasākumi ar ASV, un viens no Es redzēju sarakstu, kur ir runa par kosmētikas produktiem. Kur ir gan um, tātad, um, nāga aprūpes produkti, gan uh, um, grimas un tā tālāk. Nu, protams, vairāk attiecas uz, uh, uz karas sievietes, bet ir runa par dažādiem citiem māksliniecību produktiem arī, kas varētu figurēt šajā sarakstā, kam Eiropa varētu uzlikt uh, tarifus. Eiropā arī manā valstī Polijā par to runā. Nu, Tā ir vēlos uzzināt no ģenerāla direktora, um, par kādiem pretpasākumiem īsti jūs domājat. Kā tad uh, kosmetikas produktu pēkšņi var nokļūt uh, um, par adekvātiem pretpasākumiem, apkarojot tarifus, kas uzlikti alumīniem un tāraudam? Un tad jau mēs paši saskarsimies ar milzīgām izmaksām. Kādēļ jūs esat izvēlējušies šos konkrētos produktus iekļaut šajā sarakstā? to produktu sarakstā, uz kuriem iespējams attiektos zinām ierobežojumi vai pretpasāku no Eiropas saimnes puses. Paldies, um, vārds nākamajam kolēģim. Thank you. Um, I want to stress. Paldies. Um, vēlos uzsvērt to, ka neapšaubāmi izņēmums no, no šīm sankcijām nav nekāds reāls risinājums. Vai jūs esat kontaktējušies ar G20 tērauda fórumu, lai vienotos par kopēju nostāju starp visiem lielākajiem tērauda eksportētājiem no G20 valstu grupas? Tas, protams, saistās ar PTO un, un, un citām valstīm, kas arī liela ražotāja. Mums ir jābūt kāds vispārīgs risinājums. Jo es piekrītu visiem, ka, ka jautājums ir par pārprodukciju. Nav jau runa tikai par šo īpašo konflikti, kas mums tagad ir ar ASV, ar prezidenta um, pateicoties Trumpa lēmumu. Un šeit um, mums jāņem vērā tas, ka arī Ķīnā, piemēram, uh, ražošanas apjomi pēdējā pusotra gada laikā kritušies. Un tie tur skāra 5 miljonus darba vietu Ķīnā. Tā kā tas ir tāds uh, plašāk uh, konteksta jautājums, tie jāskatās, kāda ir um, kopējā situācija globālajā tirgu. Un otrs jautājums man lūkāts. Domājot par kādām garantijām vai pretpasākumiem, vai jūs tad iekļūst arī citus produktus? Um, tērot produktus, kas pagaidām, vai citus produktus, kas pagaidām nav paredzēti. Kā to nu pat sacīja mūsu divi kolēģi, Vai šajā aizsardzības mehānismā tiks iekļaut visi tērauda un alumīnija produkti? Sikā kungs, um, paldies priekšstādātāji. Nevēlos atkārtoties, jo kolēģi jau svarīgāko te, te uzsver, bet no savas pusēm vēlos atzīmēt, ka ietekmu uz um, ekonomiku un nodarbinātību Eiropā šim iespējamam ASV liegumam, tarifu uzlikšanai, būs neiedomājami. Mums nāksies pārorganizēt arī um, eksportu sistēmu no Turcijas, no Ķīnas un no citām valstīm ienāks vēl lielāks importu apjoms, un par to jācīnās. Bet ko gan vēlējos īsti sacīt? Ģenerāla direktora kungs pamatot sacīja, ka jā, šie tārifi tiks uzlikti. Tad mums nekavējoties ir eh, jāsāk strādāt pie, pie kādiem pretpasākumiem, garantijām. Bet eh, nu, šai sakām rodas jautājums, eh, par ko īsti ir runa? Kā tad būs šie pretpasākumi? Vai mums jābalstās uz tīčī treju pētījumiem par dažādiem tērodu produktiem? Vai drīzāk būtu jākļauj visi produkti, nevis tikai tie, uz ko attiecas Trumpa lēmums 232. Jo mēs kļūstam selektīvi un sākam izvēlēties dažādus produktus, eh, tad mēs varam pieļaut strateģisku kļūdu. Es domāju, ka mums ir eh, jāsagā visas eh, Eiropas nozares intereses, bet tajā gadījumā saskarsimies ar bēdīgām sakām. 20 tūkstošu tiešu darba vietu zaudēsim un miljoniem saistītu darba vietu. Paldies, Ticijāna, lūdzu. Grazie, grazie, prezidente. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Es piekrītu nu, pat uh, kolēģi sacītēm, arī mums ir līdzīgas bāžas. Ņemot vērā pēdējo notikumu attīstību. Bet man ir lokāls jautājums komisijai. Ir taisnība, ka pasaulē šo produktu pārprodukcija, tādēļ jāmeklē kāds risinājums. Pēdējos eh, gados eh, ražošanas apjomi ir krietni samazinājušies. Mūsu valstī, piemēram, vispār pretēji 80%. Nu, varbūt aiz šī pasākuma slēpjas vēl kas uh, cits, kas īstais ādas Trumpam. Ko, ko viņi sagaida kā pretreakciju no, no mums, no citiem, no Kanādas? Vai viņi sagaida, ka mēs vairāk naudas NATO budžetā iemaksāsim, pildot savas saistības, viņš mēģina tādā veidā mums piespiest? Varbūt ir kādi citi zemūdens akmeņi. Varbūt viņi sagaida, ka mēs tad, tad eh, vidas jomā kļūsim eh, relaksētāki un eh, glifosāta jautājumu un tā tālāk. Tātad, ko komisija par to domā? Kāda te varētu būt tiešām tāda zemūdens akmeņa, kas īsti amerikāņiem varētu būt aiz ādas? Uz kādiem kompromisiem viņi varētu iziet vai, vai mēlē, vēlētos no mums panākt šajā strateģiskajā spēlītē, tā teikt? Komisija oficiāli saka, ka, protams, standartos mēs nekādas atlaides nedosim. Uh, bet potenciālā risinājuma meklējumā šeit varbūt, ka tas varētu arī notikt. Marija, lūdzu, nākamā paldies priekšsēdētāji. Man uh, divi jautājumi, ko vēlos um, uzdot ģenerāla direktoram. Nozīmēji nesaskat, kāda būtu jēga no šādiem aizsardzības pasākumiem. Ko jūs par to domājat? Ja? Ko mēs ar to panāksim? Nu, ja nebūs šī izņēmuma Eiropas Savienībā, vai būtu iespēja atsevišķām dalībvalstīm kaut kā lobēt un panākt nozarē mm, tad eh, kādu izņēmumu, ja negatīva bilance. Eh, Nīderlanda arī tūkstošiem eh, darbvietu liks uz kārts. Paldies priekšstādājai, saka nākamā runātāja, es vēlos pateikties komisijai jo sevišķi māsojums koncei, kuras gan šeit nav klāt, bet paldies viņai par iesaist šīs situācijas risināšanā. Nu, šīs dienas diskusijām ir skaidrs, ka situācija ir ārkārtīgi nopietna. Un ka Eiropas Savienība nedrīkst kavēties, eh, domājot par pretpasākumiem. Nozara nu, mums to sagaida. Eiropas eh, Savienībai jāapstādina to, ka pieaug importa apjoms no trešajām valstīm, kas vairs nevarēs sasniegt ASV tirgu. Nerīkstam pieļaut, ka mūsu tirgus ir pilnībā atvērts. Komisija ir jārīkojas un jāpieņem kādošīs pasākumi. Pretpasākumi, kuros ietilpst visi tie produkti, uz kuriem attiec ir ASV tarifi. Tie atspoguļo pēdējā laikā tirsniecības apjomu jābalstās skotām. Šāda sistēma saglabās mūsu tirgu atvērtu, bet efektīvi panāks to, ka importa daudzums nepalielināsies. Un tāpat arī jā, jāveic pretpasākumi, lai novērstu izvairīšanos no kvotām. Jāizvērtē pa kategorijām visi produkti, lai nebūtu tāda selektīva iespēja dažiem produktiem pārplanāt mūsu tirgu. Piekrītu arī kolēģiem, kas iesaistās pirms manīm. ASV administrācija jau nerisina cēloņus tādas valsts kā Ķīna, Turcija, Irāna, Indija. Tas viss turpina palielināt ražošanas apjomus un līdz ar to mm, izkropļo globālu tirgu. Viņu, viņu ražotāji saņem mm, atbalstu un tāpat ne, neievēro vidas un, un darba standārtus, mm, maksā zemes algas. Un labākais veids, kā to visu risināt, ir um, ASV un Eiropas zemes strādāt kopā. Tā vietā, lai sajūtu tagad ragos un uzstātu neproduktīvu un ārkārtīgi dārgu tirsniecības karu. Paldies! Paldies! Nīma lūdzu. Paldies priekšstādātāji. Mm, paldies arī ģenerāla direktoram. Es gan no paša sākuma šeit eh, nebija klāt jūs prezentācijas laikā, bet nu svarīgāko dzirdēju. Un tad eh, pat tāpat arī vairākus komentārus. Nu, es saprotu, ka jums jābūt eh, tādam diskrētam, jūs nedrīkstat atklāt visas savas kārtas attiecībā uz to, kādu stratēģiju apsveriet, bet domāju, ka komisija līdz šim ir strādājusi pietiekami labi. Jūs esat nu, tā devuši tādas mājienas, kā mēs varētu pretreaģēt eh, eh, uz ASV pieņemtām sankcijām ielaiks neuzsākot eh, tiesniecības kāru. Ir tāds produktu saraksts, ko jūs piedāvājat, nu nav nebūtu nejaušība, ka tie produkti, kas ir tādi, nu, diezgan jūtīgi, jo sevišķi republikāņu štatiem, kas tiek ražot šajos štatos. Mm, Nu, Kongresā, protams, viņiem ir daudz uh, lobbyistu un aizstāvi. Bet baidos, ka runājot par Trumpu, mm, domāju, ka aiz viņa lēmumu patiesībā slēpjas nevis ekonomiski, bet politiski uh, iemesli. Nebūtu tā nejaušība, ka Pitsburgā, kas ir tā, ASV tērauda galvaspilsēta, bija vēlēšanas, un 16. gadā Trumps tur guva pārliecinošu uzvaru. Un nu, nu, tagad, tagad nesen tur ir uzvarējuši demokrāti. Uh, Nu, nu, tā ir ļoti neliela pārstāvja, bet tomēr uzvarēja. Nu, tad, lūk, Trumps nekavēties pieņēma lēmumu par, par eh, kā tērauda tarifiem, bet tas, eh, tas jau nebija saistīts tieši ar tērauda, bet ar politiku. Gada beigās gaidāms līdzpūsim vēlēšanas, nu, un par to jau Trumps domā. Viņš domā, kā tad mobilizēt savu vēlētāju atbalstu. Mēs runājam par pārprodukciju no tādām valstīm kā, kā, kā Ķīna, par to viņš nedomā. Lūk, tā kā, ja man taisnība, ja nemaldos, tad kur tad Trumps uh, apstāsies, jo viņa interesi par savu elektorātu jau nebeigsies šī gada nogalē, tad viņš turpinās domāt par nākamo vēlēšanu kārtu un tā tālāk. Viņam allaž būs padomā šie strateģiskie vēlēšana saistītie mērķi, un viņš spēlē šīs protekcionistu, izspēlē šīs protekcionistu kārtas, lai patiesībā iegūtu sev papildus balsis un atbalstu uh, tur, kur viņš, kur viņš uh, pamazām draudē, kur viņam ir risks to zaudēt. Vai es uh, kļūdos savā interpretācijā, un ja nē, tad kā mēs varam sarēģēt? Paldies! Nu, mans puses arī trīs ātri komentāri skaidrībai, mm, jautājumi. Ir uh, vai ir skaidrs par kādām uh, muitas pozīcijām un, kā, un kādiem produktiem te ir runa? Kam tad tiks uzlikt šie protekcioniskie tarifi, sākot ar sestdienu? Vai tur caurulis, uh, Uh, armatūras un tā tālāk, uz kādiem produktiem nu, īsti attieksies uh, šis te ASV uh, pasākums. Otkārt, Leithausera kungs ir apsolījis kaut kādas vadlīnijas noteikti, noteikti izņēmumi noteiktiem produktiem vai valstīm, es nezinu, ka Meksika un Kanāda un Austrālija arī noteikti nu, vēlēsies saņemt kāds izņēmums no šiem tarifiem. Kā tad ir kritērija šiem izņēmumiem? Vai esat dzirdējuši kaut ko attiecībā uz šiem te izņēmumiem? Un nu, treškārt, es tiešām nespēju iztēloties, ko Eiropas Savienība var piedāvāt ASV šajā sarunu gaitā. Mums nu, taču nav nekāda subsīdija, nekāda dempinga mūsu tērauda produktiem. Ko tad īsti mēs varam likt viņam pretī, lai pārliecinātu Trumpa kungu? mums piešķir šos izņēmumus. Thank you very much. And, uh... Liels paldies. Ļoti daudz jautājumu. Ļoti atbilstīgi jautājumi. Pirmkārt par uzraudzības mehānismu. Nerūsējušam tēraudam. Jā, būtu loģiski to paplašināt un iekļaut arī alumīniju. kas attiecas uz eh, iespējamiem izņēmumiem un, piemēram, procedūru. Nu, jāsaka, tā ir tīri ASV iekšējā procedūra. Eh, lietotāji ASV var nākt klajā ar savām prasībām. un tas nekādā ziņā neskar uh, trešo valstu eksportētājus. Lietotājiem pašiem ir jānāk lai ar savu iniciatīvu, jānosaka savu kritēriju, un mums nevajadzētu būt tur tieši iesaistītiem. Eiropas Savienības tērauda un alumīnija ražotāji var sazināties ar saviem klientiem bet nu, tā ir tāda no nu, mums neatkarīga procedūra. Kas attiec uz jautājumu, ko uzdeva Renes kundze par uh, drošības pasākumiem. Un arī termiņiem šiem nosacījumiem. Ja mēs paskatāmies uz uh, attiecīgo procedūru, tur ir ļoti stingri kritēriji. Un saskaņā ar šiem kritērijiem ir eh, jāveic izmeklēšana. Ir uzdot arī jautājumi par produktiem. No sākuma tā tad ir, div, ir, ir divas eh, bāzes. No sākuma ir eh, izpēte, tad tur varētu piemērot pagaidu pasākumus. Tam vajadzētu aizņemt apmēram divus mēnešus. Savukārt pastāvīgiem pasākumiem varētu būt nepieciešams vairāk laika. Es pieļāvu vairāk kā sešus mēnešus, lai pieņemtu lēmumu par gala pasākumiem. Abu veidu pasākumi ir komisijas kompetence atbilstoši komitoloģijas procedūrai. Pagaidu pasākumu gadījumā komisija pieņem lēmumu ja vien kvalificētais vairākums pret to neiebilst. Kas attiec uz pastāvīgiem gala pasākumiem, un šis ir izņēmums komitoloģijas procedūrā. Tātad šādu pasākumu gadījumā ir jābūt pozitīvam kvalificētam vairākumam, kas atbalsta šādus pasākumus. Kas attiec uz kartajiem produktiem, tad, eh, manuprāt, vienkāršāks risinājums eh, būtu tāds, ka noteikti būs kaut kāda izmeklēšana, un tad pēc dažām dienām eh, jāsaka, ka ietverto vai skarto produktu skaits būs noteikti ļoti plašs, lai ņemtu vērā visus iespējamos produktus bet tas nekādā ziņā neietekmē galīgo risinājumu, ko pieņems eh, balstoties uz esošo tirgus situāciju. Un pat ja mēs rīkojamies ātri, mēģinot noteikt, eh, kur ir visapdraudētākie produkti, mēs varam izmantot eh, uzraudzības pasākums. Runājot par uh, kosmētiku, līdzsvarošanas pasākumi nekādā ziņā nav saistīti ar mūsu tērauda un alumīnija nozars aizsardzību. Tas ir veids, kā aizsargāt mūsu pusi pētē atbilstīgā veidā, izvēloties produktus, eh, kas līdzsvaro uh, to, ko dara ASV, tie ir pretpasākumi, tā nav atriebība. Un šo pasākumu izvēlē ir jāatbilst tiem produktiem pirmkārt, pēc kuriem nav tūlītēji vajadzība un ir alternatīvas pieejamas, un es, es domāju, ka diez vai ir ir eh, tāda neatliekama vajadzība pēc kosmētikas. Un arī tiek ievēroti piesardzības drošības pasākumi. Jā, tātad šis līdzsvarošanas lists ar, saraksts ar to nav saistīts. Un trešais jautājums ir saistīts ar līdzsvarošanas um, tarifiem. Uh, jāsaka, tur tiks iesaistīti arī lauksaimniecības produkti. Mēs šo sarakstu izvēlēsimies uh, ārkārtīgi rūpīgi, pamatojoties uz ekonomiskiem apsvērumiem, bet arī ņemot vērā politiskus apsvērumus, ņemot vērā pasaules politisko geogrāfiju nu, piemēram, ņemot vērā, kur notiek vēlēšanas vai kuras valstis, trešās valstis nav tik nozīmīgas. Bet tagad pāriesim pie Filderkunga jautājumu. Pirmkārt, mēs šeit nemeklējam eskalāciju. Uh, ja mēs uh, atkal atgriežamies pie līdzsvarošanas jautājuma, mēs aizsargājam savas tiesības PTO atbilstīgā veidā. Mēs balstamies uz attiecīgajiem juridiskajiem noteikumiem. Iespējams, ja ka mēs pēc tam izvēlēsimies arī uh, betonu Bet ja mēs tagad neaizsargā, neaizsargāsim savas tiesības pašlaik, tad mums vairs nebūs iespēja izmantot PTO pasākums. Un tas tika izdarīts arī 2002. gadā. Beigu beigās tad tika pieņemts lēmums. Es gan tajā laikā nestrādāju ģenerāldirektorātā, mm, tirsniecības ģenerāldirektorātā, bet, nu, cik man zināms, kad eh, tika beigu beigās eh, pieņemts lēmums par līdzsvarošanas pasākumiem. Jo mūsu principā eh, apmierināja tas izņēmums, ko saņēmām tajā brīdī. Un PTO par to ļoti ātri pieņēma lēmumu, un, un Amerika zaudēja. Jo tik uzskatīts, ka viņu lēmums nav piemērojams. Un es gribētu arī atgādināt, ka runājot par šiem aizsardzības pasākumiem, atbilstoši mūsu analīzei, tērauda tirgus situācijā ASV uzlabojas, cenas pieauga vairāk nekā jebkurā citā tirgu. Protams, ka arī viņiem pēdējos gados nav klājies viegli. Un viņi ir pieņēmuši ārkārtīgi spēcīgus pretdempinga pasākums un labākie uzņēmumi ir palielinājuši savu peļņu pat par 35% 2017. gadā salīdzinājumā ar 16. gadu, un vairums importēto produktu pēc 14. gada ir samazinājušies. 17. gadā pat ir bijis globāls samazinājums, protams, netiecībā uz visiem produktiem. un dati rāda, ka netiek izpildīti priekšnosacījumi, lai īstenotu aizsardzības pasākumus. Es vēlreiz apstiprinu, ka mēs saglabāsim vēsu prātu. Pirmkārt, vispār saglabāsim galvu, un tad vēsu prātu. Un mēs šeit nevedam sarunas. Jā, notiek kaut kādas diskusijas Uh, apskatīt to, kas varbūt abu pušu interesēs, bet mēs nekad nevedam sarunas uh, tad, kad mums draud. Un pat ja beigu beigās būs kaut kāds izņēmums, uh, tas šķiet iespējams, bet tomēr es negribētu šeit neko sulīt, jo es nezinu, kādu lēmumu Trumps beigu beigās pieņems. Es domāju, ka vienalga kāds būs risinājums, pat ja ir kaut kāds izņēmums, mums būtu jāapsver koncesiju izņemšana no vai uh, dzēšana, lai mēs varētu uh, rīkoties, ja kādu, rei, kādu dienu mums rodas šādi draudi. Pagājušā nedēļās bija korupēra sanāksmē, Un gribu teikt, ka tur bija vienbalsīgs dalību valstu atbalsts komisijas stratēģijai. Tātad mēs rīkosimies stingri, bet proporcionāli, samērīgi. Un ja mēs tomēr saņemsim šo izņēmumu, kas gan nav simtprocentīgi droši, tomēr būs šī saikne Es tikos Delī ar daudziem kolēģiem, kā jau minēju. Un tātad tur bija liela interese par Eiropas Savienības pieju saistībā ar līdzsvarošanu divos posmos. Un iespējams, ka arī būs citi PTO locekļi, kas sekos mūsu pēdās. Atbildot uz Gazas Vandahens kundzes eh, jautājumu par spēju, darbspēju, par kapacitāti. Jā, mēs atzīstam, ka pastāv šīs te, e, šis problemātiskais jautājums, e, bet mēs nevaram runāt par pārprodukciju, neatzīstot e, Eiropas, atvainojas ASV pasākumu leģitimitāti. Tāpēc mēs gribētu izmantot veco sistēmu. Mēs G20 formātā esam aktīvākie. Un mēs būtu priecīgi, ja citi mums sekotu. Bet, nu, iedomāsimies, nevajadzētu iedomāties, ka tas atrisinās visu. Jā, Ķīna jau ir sākusi pieņemt kaut kādus pasākumus, bet ir skaidrs, ka uh, iepriekšējās prakses turpinās ne tikai attiecībā uz tēraudu, bet arī uz alumīniju. Un es neesmu pārliecināts, ka minēt, ka tie nosauktie skaitļi ir pilnīgi precīzi. Tāpēc paskatīsimies, kāda tad būs situācija Un tas nav nekas neparasts, ka Ķīna, Indija vai kādas citas lielas valstis palielina savu tērauda ražošanu. Tur ir izaugsme, viņiem ir lielāks pieprasījums. No 12. līdz 16. gadam Ķīnā ir bijis liels tērauda ražošanas kapacitātes pieaugums samazinoties pieprasījumam. Un tad ir jautājums, vai tas ir balstīts uz subsīdijām, neievērojot tirgus pieeju. Un tagad jaudas ir daudz lielāks nekā vietējais pieprasījums un ārējā tirgus pieprasījums, un tā ir tā problēma. Un ar to būtu jācīnās. Un mums tas arī jāturpina darīt. Par Siko kungu jautājumu man liekas, ka šie, šie aizsardzības pasākumi neizslēgs nevienu produktu no izmeklējamo produktu loka un tiks pieņemts galīgais lēmums par to, ko tad darīt. Un ja tiks pieņemts šādi lēmumi, tiem būtu jāaizsargā attiecīgā nozara, bet veidā, kas pēc iespējas mazāk iejauc tirniecības plūsmās. Uh, Nu, šis, šī ir publiska uzklausīšana, bet nu, es te konkrēti neko negribētu nosaukt, bet nu, būs daudzi veidi un iespējas, ko mēs varētu izmantot, lai mazinātu tirzniecības traucējumus. Nu, mums nevajadzētu rīkoties tā, lai rastos kaut kādas dramatiskas situācijas visā pasaulē. Par pārlieku lielu kapacitāti, pārlieku liežu ražošanu, man liekas, par to jau es atbildēju. Bet, nu, šeit nav nekādas, netiek vests nekādas sarunas par pārtiks standartiem, jo mēs nekad nepiekāpsimies. Un vispār jau arī sarunas par to nenotiek. Mūsu pārtiks standarti, mūsu patērētāja aizsardzība mūsu pilsoņu veselību, nu, tas nekad netiks likts uz galda. Visi produkti ēst tirgū ir jāražo atbilstīgi mūsu standartiem, pārtiks drošības standartiem, un par to vispār netiek diskutēts. Mīnus kundzes jautājums par pretpasākumiem. Nu, pagaidām neko tādu neplānojam. Nu, šeit svarīgi ievērot pareizo terminoloģiju. Šeit vēl neesam tajā stadijā, lai plānotu kādu pretreicienu. Dalību valstīm vai būtu iespējams pretendēt uz atsevišķiem visiem, un nedomāju gan, mums jāievēro vienotība. Eiropas Savienībai jābūt vienotai. Un tas, es domāju, būs efektīvākais um, paņēmiens. Mūsu stratēģijā tieks viņi sašķot Eiropas Savienību. Negūs virsroku. Mūsu spēks, um, kā parasti, ir vienotībā, un tieši tā mēs arī rīkojamies. Tālāk par. Eh, kas tad vēl man bija? Jā. Mums jāsaglabā starp tirgu ASV. Nevajadzētu uzstāt izniecības kāru. Šeit uz eh, nu, Stenero koncēju sev atbildēm, bērnu jūsu jautājumiem arī par um, ASV tātad muitas pozīcijām, nu tad jau skatīsimies, ka tas viss eh, tiks uzlikts uz papīra. Es pieļauju, ka tur tiks ietverti visi tērauda alumīnija produkti, bet nu, pārāk pagaidām par to spriest nepāragri. Par ASV vadlīnijām pagaidām skaidrības nav. Nedomāju, ka tāds arī sagaidīsim. Vismaz man nav tāda iespēja. Šāds tāds elements eh, ministrs Laithausers gan pieminēja, bet uh, Ir jāturpina šīs 12. un 13. Eh, sarunas, kas mums eh, sākās pirms pāris nedēļām. No politiskā viedokļa raugoties, tas ir prātīgi. Arī turpināt sasaukt šādas eh, sarunas. Ir svarīgi uzturēt sakarus. Nu, panācām šo trīspusējo paziņu ne tikai ar ASV, bet arī Japāņiem par uh, tirgus pasākumiem un subsīdijām. Bet tobrīd izskanēja tas, ka mūsu tiesniecības aizsardzības pasākumi ir efektīvi. Par to nav nekāda neskaidrība. Arī tērauda formā ir vienbalstība šai jautājumā. Tika pieminēta drošības dimensija. Nu, tāpat arī ierobežots piemības dokuments, ļoti labs dokuments, ko visi no šiem nav redzējuši, bet uh, jūs priekšsētāju koordinatori, tad jūs grupā jau šo dokumentu ir redzējuši. Nu, jūs varat arī pārējus par to informēt. Ļoti labi sastādījis dokuments, kuram eh, ja ir iekļauti dažādi aspekti, kas liecina par to, ka Eiropas eh, Savienība jau nav šīs uh, krīzes saknē. Domājot par skaitļiem ASV, pēdējo desmit gadu laikā ir pa 9% samazinājuši savas ražošanas jaudas tērauda nozarē. Pus no tā pēdējo gadu gaitā. Tā kā ASV ražošanas jaudas ir mazākas, bet, eh, bet nu nav tā, ka būtiski samazināšos. Pēdējo desmit gadu laikā tās ir nedaudz. Eh, sama, pie, samazināšās Ķīnā gan ir citādi, tas pats ir alumīnija nozarē. Un jūs pēdējais jautājums. Vai sarunas jau ir eh, saruna, tātad, eh, mm, vai mēs nesabiem karstu, tā teikt. Nē, nu, mēs alažāk gatavojamies ārkārtīgi rūpīgi, domājam par leģitīmiem pasākumiem, kas pēdējo kontekstā tiktu vērtēti kā, kā tirsniecības izkropļošana. Mēs esam multilaterālisti, mēs ievērojam eh, daudzpusēju sarunu un daudzpusēju attiecību īpatnības, strādāsim kopā ar PTO. Lai tiktu ievēroti noteikumi, kas ir, kas ir izdevīga visiem, un lai šī sistēma turpinātu funkcionēt. Paldies par uzmanību! Jean-Luc, thanks a lot for this. Paldies, Jean-Luc, par, par skaidriem vārdiem un informāciju. Tas mums bija nepieciešams jā, eh, šajā aktuālajā situācijā. Līdz ar to šīs dienas eh, sanāksme noslēgusies. Šo jautājumu apsvērsim eh, mūsu tātad eh, ziņām par eh, ASV un Eiropas Savienības tirdzniecības attiecībām. Paldies visiem un lai jums labs vakars! So.